Dāmas un kungi, sāksim. Sveicu jūs visus šeit, mūsu plenārsēdē. Šī ir 2019. gada trešā plenārsesija. Pirmkārt, mums ir jāapstiprina darba kārtība. Esmu saņēmis uh, vēl pēdējo pieprasījumu par 18. punktu darba kārtībā NAT 754. Ziņotājs nevar būt eh, klāt pēcpusdienas eh, noslēgumā, un viņa ziņojums tiks eh, pārcelt uz nākamo dienu, uz rītdienas rītu, ja neviens neiebilst, tad lūdzu apstiprināt darba kārtību. Paldies! Darba kārtība ir apstiprināta. Mums tagad ir jāapstiprina plenārsēdes, eh, kas notika 20. un 21. februārī Šarlemaņā kā protokols. To esat eh, saņēmuši noteiktajā termiņā. Vai jums ir kādi komentāri par šo protokolu? Nē. Paldies. Tad tas ir apstiprināts. Tagad uh, pieņemsim komitejas atzinumus bez debatēm. Būs tikai balsojums. Tātad uh, INT 878 Eiropas standartizācija 2019. gadam. Ziņotāja Žadīnskas kundze. Balsojam, sākam balsot. The vote is. Beidzam balsot. 122 eh, pār 1 atturējies eh, pieņemts. We'll go to the vote of. Tagad uh, int 879 saskaņoties standarti. Gerardo Lārgī ir ziņotājs. Balsojam. The vote is. Beidzam balsot. 125 par, 2 atturējušies. Ziņojums pieņemts. Now... Tagad pāriesim pie atzinuma C kategorijā pieņemšana SOK 617 resursi īpašajam piešķīrumam jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai grozījumi, eh, tas ir grozījums un balsojam tagad. Devotis. Beidzam balsot. 132 pār, viens atturējies. Pieņēmts. Paldies! We'll go... Tagad ķersimies klāt priekšsādātāju paziņojumam. Un tas būs ievads arī pirmajām plenārsēdes tematiskajām debatēm. Dargie kolēģi, pirmkārt, es gribētu sveikt jūs šodienas plenārsēdē, atgādinot, ka rīcības kodeks un uh, um, arī reglaments, ko pieņēmām februārī, uh, stājās spēkā 15. martā, kas ir pagājušā piekdiena, un jūs visi esat saņēmuši pagājušā nedēļa šos tekstus personīgi jūsu e-pasta kastītēs. Rīcības kodeks nosaka, ka uh, uh locekļiem ir uh, stājoties uh, amatā jāapstiprina šis rīcības kodeks. Uh, tad eh, apliecinu, ka eh, vakar eh, es parakstīšu rīcības kodeksu ar divām vicepriekšsādātājām. Un mans nolūks bija parādīt, ka mums nav jāgaida līdz atjaunošanas brīdim. Katrs var parakstīt šo kodeksu, lai pierādītu mūsu apņemšanos īstenot tajā noteiktiem principiem jau šobrīd. Ģenerāls sekretārs drīz uh, intranetā padarīs jums pieejamu uh, īpašu lapu, kur uh, tie, kas to vēlēsies, varēs to parakstīt, un es domāju, ka to būs vairākums. Es aicinu tiešām to darīt, lai raidītu spēcīgu signālu tiem, kuri vēl joprojām cenšas publiski mūs kritizēt un mūsu veikto darbu kritizēt, neskatoties uz visu pozitīvo rīcību, ko esam um, darījuši šajos jautājumos. Informācijai gribu pateikt, ka Nesen ļoti spēcīgu atbildi nosūdīju um, uz vēstuli, ko uh, bija nosūtījis Sebastiānī uh, kungs. Uh, kur viņš faktiski prasīja ekonomikas sociālo lietu komitejai uh, locekļiem neparakstīt rīcības kodeksu, sakot, ka tā, ar to nav pietiekami. Es savā atbildē teicu viņam, ka arī, lai sa, um, aizsargātu šo asamblēju, kas ar plašu vairākumu pieņem šos divus dokumentus, teicu, ka uh, šīs rīcības kodeks ir pierādījums, ka mūsu locekļi uh, Eh, ļoti augstu vērtē cieņu eh, darba vietā, un kā komitejas priekšsēdētājs es lepojos ar mūsu locekļu apņemšanos un ar sasniegto rezultātu, ko panācām pieņemot šo svarīgo dokumentu, un es nepieņemšu vairs nekādu šantāžu un nekādus eh, nepamatotus apvainojumus pret šo komiteju. Ja kādam ir kādas problēmas, varat vērsties tiesā un risināt jautājumu. Un uh, saistībā ar reglamentu un rīcības kodeksu pieņemšanu es gribu izmantot iespēju atzīmēt uh, ēpastu, ko man atsūtīja mans kolēģis Jorgi Pekadlīte par to, ka viņš uh, nevarēja sniegt uh, balsojumu skaidrojumu balsojumu beigās. Um, Jorga, tev ir taisnība. Um, jā, uh, reglaments uh, pasaka, uh, ka var. Uh, šādu skaidrojumu sniegt, bet tā kā mums bija ļoti piesātināta darba kārtība pagājušajā reizē, un tātad eh, eh, es toreiz eh, neļāvu, neatvēlēju laiku um, balsojumu skaidrojumiem. To darot, es pārkāpju jūs tiesības un par to atvainojos. Dargie kolēģi, tagad ķersimies klāt tādiem politiskākiem paziņojumiem no manas puses. Šis Eiropā ir izšķirīgs periods. Um, vēl tikai 65 dienas vai mazāk ir līdz Eiropas vēlēšanām un mazāk 8 dienas atlikušas līdz uh, Brexit uh, termiņam, un joprojām esam nekurienē. Protams, uh, tas ietekmē gan apvienotās karalists, gan Eiropas Savienības pilsoņus un arī uh, Eiropas parlamenta priekšvēlēšanu kampaņu. Eiropadomas tikšanās, kas notiks rīt un parīt, uh, tur būs jāskat ļoti svarīgi jautājumi - darba vietas, izaugsme, konkurētspēja, lai eh, pievērstos eh, Eiropas ekonomikas koordinācijas pusgada prioritātēm un eh, sniegtu pirmās idejas pirmajai jauniešu strateģiskajai darba kārtībai, kas tika apspriesta jūnija padomē, bet būs jārunā arī par klimatu pārmaiņām, par ilgtermiņa darba kārtības sagatavošanu līdz 2020. gadam ārlietas, galvenokārt Eiropas Savienības un Ķīnas attiecības būs jāapspriež. Uh, un dezinformācija aizsargājot Eiropas vēlēšanas, un arī situācija sarunās par daudzgadu finanšu schēmu, un ļoti lielā jautājuma zīme, kas, uh, kā tad rīkoties tālāk saistībā ar Brexitu. Džačamba, uh, Romānī, Rumānijas uh, Eiropas lietu ministrs vakardienas vispār lietu padomas beigās teica, citēju, laiks tek mums caur pirkstiem, uh, Um, pilsoņiem un uzņēmumiem ir vajadzīga atbilde, uh, lai zinātu, ko sagaidīt. Eiropas Savienība ir izdarījusi visu, kas ir tās spēkos, lai panāktu vienošanos. Ja ir risinājums tagadējam strūkceļam, tas uh, var tikt raksts tikai Londonā. Kā prezidentūra mēs esam ieguldījusi būtiskus pūliņus, lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienība būtu gatava jebkādam scenārijam, tā skaitā arī bezviesošanās izstājai. Un tāpat kā jūs, es arī esmu sakojis visu laiku ziņām, bet nav nekādu jaunu ziņu par uh, Um, pieprasījumu no apvienotās karalistes puses, no premjerministras puses uh, padomai, un droši vien, ka pēdējā brīdī nākamnedēļ būs uh, arī samits uh, vēl viens. Un es varu tikai piekrist um, padomus priekšsēdētājiem. Dāmas un kungi, mēs joprojām um, lepojamies ar 21. februāra um, pasākumu rezultātiem pilsoniskā sabiedrība atjaunotnei bija ļoti augstas kvalitātes runātāji, diskusijas, bija ļoti dažādi vēstījumi un bija arī tomēr spēcīga vienprātība par to, kas ir svarīgi - ārējā redzamība, plašsaziņas līdzekļos, visās Eiropas Savienības dalība valstīs. Jums uz galda ir ļoti īs ziņojums, ko jūs varat izmantot savā valstī, strādājot savā jomā un gribētu arī uzsvērt to, cik bagātīgs bija šis te septītais apaļais galds. Es aicinu jūs ieskatīties mūsu tīmekļa vietnē, lai atklātu šo iespaidīgo priekšlikumu sārakstu, kas ir apkopot, ko ir apjokojuši ziņotājiem katram apaļiem galdam. Un viss šis materiāls var būt ļoti labs atbalsts mūsu uh, komunikācijas kampaņā, uh, gaidot Sibiju un tālāk. Un eh, šo kampaņu ir eh, sagatavojis mūsu eh, komunikācijas, to ir sagatavojis mūsu vic, komunikācijas vicepriekšsādātāja un viņas komanda. Un tādējādi mēs var, esam spējuši uzlabot mūsu sadarbību ar Eiropas parlamentu. Un tāpēc gribēju mm, pateikties arī priekšsādātājiem Tarjānī par šo spēcīgo un auglīgo sadarbību šajā te komunikācijas sadarbībā. Uh, Un, protams, daudzas organizācijas tagad um, piedāvā savus manifestus Eiropas Savienības vēlēšanām, un man bija iespēja piedalīties kādās no šīm debatēm, un es arī, uh, tāpat kā jūs, um, uh, esmu izmantojis uh, iespēju reaģēt vairākās um, Eiropas avīzēs uz prezidenta Makrona vēstuli. Uh, um, ar nosaukumu Eiropas atzimšanai. Tas uh, vienmēr ir labi, ja um, nosaukums ir iedvesmojošs. Es neesmu greizsirdīgs, es uh, neprasīšu nekādu kompensāciju. Es atbildēju, uh, ka uh, atjaunotne un atzimšana ir tas veids, kā darboties. Mēs vienkārši uh, atsvaidzināsim mūsu uh, pilsoniskā sabiedrības atzimšanai pasākumu rezultātus. Un es arī biju pagājuši piekdien Bukarestē samitā, pilsētu un reģionu samitā ar nosaukumu, kas ir ļoti līdzīgs mūsējiem - atjaunot Eiropu. Vairāk kā 1200 dalībnieku bija savākušies no visas Eiropas un piekdien pieņēma ļoti spēcīgu Bukarestas deklarāciju, eh, kuru parakstīja arī prezidents Joannis. Uh, Un tie ir desmit punkti, kur skaidri tiek uzsvērts, ka neviens nevar uh, izveidot atjaunotu Eiropu pret, bez um, reģioniem, pilsētām un pilsoniskās sabiedrības. Un es publiskā paziņojumā Karlam Hainsam Lambertsam teicu, ka jūs varat ar mums rēķināties, jo, kā jūs zināt, mēs varam rēķināties ar jums. Un šodien uh, šī ir mūsu pēdējā plenārsēde pirms Sibiju uh, samita. Uh, Mūsu darba kārtībā ir ļoti svarīgi atzinumi par Eiropas nākotni, par invalīdu balsot tiesībām, kohēzijas politiku, izglītību, mieru, par iniciatīvu apturēt ekstrēmismu un debates ar priekšsādātāju Berluskonī par Eiropas nākotni. Un, protams, ļoti svarīgais atzinums, ko mēs izlēmām sastādīt, uh, samitam um, Sibiu jau um, nosaukums ļoti labi apkopo mūsu manifestu, uh, proti uzklausīt Eiropas pilsoņus, lai veidot ilgspējīgu nākotni. Es gribētu apsvēst šo uh, atzinumu uh, sastādītājus, ziņotājus. Mēs visi zinām, cik mūsu komiteja aktīvi iesaistās šajā procesā, un tas ir pamatot. Lasot uh, šī atzinuma tekstu, uh, es jūtu, ka ziņotāji ir spējuši pieņemt šo izaicinājumu un viņiem ir izdevies uh, panākt tādu tekstu, par ko var vienoties. Dargais, uh, dargā Vladimir, dargais Pēter un dargais Īv mm, un Emanuel. Uh, ar daudz citu palīdzību jūs esat iesnieguši tekstu, kas ir gan līdzsvarots, gan ambiciozs. Teksts ir līdzsvarots, tāpēc, ka uh, Tas atbalsta tādu dinamisku līdzsvaru starp ekonomiskajām un sociālajām vajadzībām, uh, ievieto, kas ir tādā uh, uh ietvarā, kas ir ilgtspējīgs. Um, ir uh, tiešām jāuzsver, ka Eiropas uzņēmumu konkurētspēja ir uh, fundamentāli svarīga un ir jāstiprina viņu ilgtspējīgā loma kā globāliem līderiem. Te pašā laikā uh, spēcīgās ambīcijas attiecībā uz sociālo Eiropu ir nepieciešams, un tieši tā es arī interpretēju šo aicinājumu par jaunu sociālu vienošanos, kas piedāvā visiem pilsoņiem tādu taisnīgāku, līdztiesīgāku sabiedrību. Un ir īpaši svarīgi arī uzsvērt to, ka Eiropai pēc iespējas drīzāk ir jāķers pie ilgspējīgas darba kārtības ieviešanas un tiek aicināts arī atbalstīt un aizstāvēt Eiropas uh, projektu cilvēku cieņa, demokrātija, tiesiskums. Tam visam ir arī turpmāk jābūt Eiropas Savienības politikas un attīstības centrā. Mūsu uh, svarīgā loma kontaktos ar pilsoņiem arī šeit ir uzsvērta. Uh, Um, bet uh, Eiropas Savienībai tas būtu labāk jāatzīst. Un es gribēju arī pateikt, ka uh, pilnīgi skaidrs, ka turpmākajos mēnešos un gados būs uh, nepieciešama arī inovācijas kapacitāte, jo daudzi elementi ir mainījušies uh, arī saziņā ar pilsoņiem. Uh, bet mums ir jāsaglabā spēkā šāda te spēcīga iniciatīva, lai varētu uzņemties šo te vadošo lomu, piešķirot eh, pilsoņu dialogam lielāku nozīmi. Es domāju, ka šis teksts ir spēcīgs, labs pamats eh, ekonomikas un sociālo lietu komitejai raidīt eh, tādu nepieciešamu vēstījumu valstu un valdību vadītājiem un arī attiecībā uz gaidāmiem Eiropas parlamentu vēlēšanām. Esmu pārliecināts, ka pēc šodienas uh, uh, ziņojuma pieņemšanas mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai mūsu balss tiktu sadzirdēta un um, cerams arī ņemta vērā no valstu un valdību vadītāju puses turpmākajās nedēļās. Paldies! Un, uh, Tagad es lūkšu šos trīs ziņotājus, Vladimiru Bdalovu, Pēteru Šmitu un Īvu Somvilu,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 the, the, the gender fairness. Ladies first. Dosim priekšroku dāmām, bet, protams, rīkojieties, kā jūs esat vienojušies. Varat sākt. Fosicenda. Jā, paldies, priekšstādātāja kungs. Paldies, Luka. Darbie kolēģi un kolēģis. Nu, nav tā, ka mēs nerespektējam uzstājoties uh, eh, dzimu līdzsvaru. Bet es vienkārši uh, eh, sākšu un paskaidrošu uh, pāris lietas, lai jūs saprastu, kādās apstākļos mēs esam izstrādājuši šo atzinumu. Un sākumā gribu teikt paldies par labo sadarbību kāda mums bija grupā Emanuela vadībā, kas mēģināja apkopot visus viedokļus, lai mēs varētu sasniegt rezultātu, un tas bija izaicinājums. Un kādēļ tā? Tādēļ, ka man likās, tas bija laikam 1. februārs, kurā mūsu grupas izvirzīja četru nedēļu laikā sastādīt dokumentu par Eiropas nākotni. Tas ir izaicinājums, kas nav vienkāršs un uh, arī tādēļ, ka četrās nedēļās. Nu, kādēļ izaicinājums mums diemžēl nebija iespējas īsajā laikā saskaņot viedokli ar specializētajām grupām un tos visus jautājumus, kas mūsu kolēģis uh, specializētajās grupās skar to izdiskutēt. Līdz ar to laika ietvars bija tāds, ka Mēs nevarējām sagatavot dokumentu, to saskaņot par Eiropas nākotni. Tādēļ nu, ir, mēs esam pelnījuši tādu papildu bonusu, nu vismaz vācu darba tiesībās, ja strādā naktī vai īpašas slodzi ir, tad vajadzētu tādu papildu maksu saņemt. Bet, nu, par to es diskutēšu vēlāk ar mūsu priekšsēdētāju. Nu, vismaz mēģināšu. Tātad šī dokumenta struktūra, to jūs varējāt arī jau uh, konstatēt, uh, tas ir veidots ar ilgspējības darba kārtību 2020. gadam. Ja mēs runājam par Eiropas nākotni, tad mums jārunā par ilgspējīgu nākotni pirmkārt, un otrkārt par tādu Eiropu, kas uzņems vadošo lomu ilgspējībā visā pasaulē jo mēs konstatējam, ka dažos līmeņos tas, diemžēl, vairs nav tā, kā mēs būtu vēlējušies. Visi tie, kas gribēs sūdzēties par to, ka šis dokuments ir pārāk garš, jau pāris cilvēki ir sūdzējušies, es gribu vēl uh, pateikt, ka galu galā, ja mēs šodien uh, kopā varēsim vienu variantu pieņemt, Tad esam sagatavojuši divas lapas puses garu dokumentu, kas raksturo to saturu, par kuru runājam šodien un prezentē tādā veidā, ka NCB un arī papildus tas var tikt izmantots, jo mēs trīs esam vienojušies un Emanuēl arī ar priekšsādātāju, ka šis dokuments ir um, daļēji uh, politiskās nākotnes un stratēģijas dokuments. Uh, mums visiem, un līdz ar to mūsu prāt bija nepieciešams, un izmantoja arī Vladimirs teikto, sākt uh, izveidot tādu tā kā avotu, un tas ir šis uh, dokuments, un tad pavisam īsi mūsu politisko vēstījumu uh, izrakstīt, jo runa ir par politisko vēstījumu. Ne visas detaļas varējām izstrādāt, politiskie vēstījumi politiskā Eiropas procesā. Uh, jāietver. Un ja jūs paraugaties uz šo dokumentu, tad virsrakstā sakam, ka mēs vēlamies pilsoņiem Eiropā veltīt uzmanību, uzklausīt viņus, jo organizēta pilsonisko sabiedrība nosaka arī to, ka uzklausām viņus, tādēļ esam šādu virsrakstu izvēlējušies un mēs runājam par Eiropas nākotni cilvēku Eiropu, sociālu Eiropu, ilgtspējīgu dabu. Uh, un ekonomiku, kā arī godīgu nodokļu politiku. Mēs esam runājuši par migrāciju, esam mēģinājuši pievērsties visiem jautājumiem un orientējušies uz to, kas ir atzinumā jau teikts. Taču mēs arī vēl tālāk dodamies nekā dažos atsevišķos dokumentos, kas šeit jau ir izdiskutēts, jo mēs domājam, ka Eiropas nākotne būs atšķirīgi no tā, kā esam rīkojušies pagātnē. Tādēļ gribējām ar augstām ambīcijām strādāt, esam aktīvi darbojušies, esam izstrādājuši dokumentu, un katrs no mums kā referents ir vienlīdzīgā kārtā savu piedevumu neses. Rezultāti jūs šeit redzat. 17 grozījumi, dažos grozījumos ir kompromiss izstrādāti Citos ir sarežģītāk rast kompromisu, jo tos ir grūti integrēt tekstā, un līdz ar to mēģināsim ievērot laiku. Vēl trīs minūtes var uzstāties. Nē, nu labi. Beigšu uzstāties un došu vārdu Vladimirai. Kā referents jums, jums ir piešķirtas piecas minūtes, saka priekšsēdētājs. You should imagine. Vladimīra, 5 minūtes. Vladimīra, jūsu 5 minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Mums ir dzimuma neitrāla vienošanās mūsu starpā, un es turpināšu vietā, kur Pēters apstājās. Mums ir ļoti saliedēta darba grupa, un šis ir mūsu darba grupa grupas līdzsvarots rezultāts, kurā mēs katrs nācām ar savu devumu. Mēs to nedalījām eh, atbilstoši trim grupām, jo mūsu mērķis bija nosūtīt skaidru vēstījumu Sibiju samitam un et, eh, nāk klajā ar ieteikumiem. Un tāpēc, atšķirībā no citiem atzinumiem, šoreiz mēs pārāk neieslīgām detaļās, mēs vēlējām sasniegt citu mērķi. Mēs vēlējāmies sagatavot skaidru dokumentu. Esmu ļoti gandarīti, ka mums izdevās panākt kompromisu. Mūsu darbs bija konsensuāls un mūsu vienīgais ienaidnieks bija laiks. Lai pateiktu īsos vārdos visu, mūsu galvenais veistījums ir tas, kas Eiropā ir vajadzīgs nākotnē. Eiropa ir, ir, mēs vēlamies, lai tā būtu spēcīga un ilgtspējīga, un mēs valstāmies uz trim ilgtspējīgas attīstības eh, pilāriem. Papildus tam mēs norādījām atsevišķus faktorus, kuri ilgtspējai ir ļoti būtiski. Un noslēgumā es Vēlos piebilst, ka esmu ļoti gandarīti par to, ka Eiropas uzņēmumi ir tikuši iekļauti ilgspējīgas Eiropas procesā. Un mēs vēlamies arī Eiropas nākotnē mudināt Eiropas uzņēmumus Eh, būt eh, ilgtspējas priekšlēnā globālā mērogā. Es vēlos arī pateikties tagad saviem līdzreferentiem par lielisko sadarbību, kā arī vēlos pateikties mūsu priekšsēdētājiem, kurš izte turējās neitrāli un ļoti bija interesēts līdzsvarotā rezultātā, kā arī ņemot vērā mūsu darba sarežģītos apstākļus, esmu pārsteigta, ka mums izdevās sasniegt konsensu Lai gan mēs esam saņēmuši atsevišķus grozījumus, par kuriem mēs diskutēsim pēc brīža, tomēr es uzskatu, ka šis ir konsensuāls eh, eh, dokuments. Paldies, Vladimīra, un tagad vārds Isonam Ivam Sumvilam. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos pateikties visiem. Uh, uh, līdzreferentiem, priekšsēdētājiem, ekspertiem un it īpaši vēlos pateikties Patrikam Fēram un kolēģiem, it īpaši Džūliģai pār viņu pacietību un darba spējām, lai novestu visu darbu līdz galam. Tā kā es uzstājos kā trešais, man nav nekas daudz vairs ko piebilst, bet ar jūsu atļauju Nelielas pārdomas. Vakar es lasīju 2018. gada eiro barometru un citu starpā es atradu trīs lietas. Spēcīgi atbalsta Eiropas eh, projektam, migrācijas jautājums kā Eiropiešu galvenās bažas un klimata jautājumu parādīšanās. Runājot par atbalstu Eiropas projektam. Un tas man izbrīnīja, kā šis atbalsts nekad nav bijis tik liels. 62% 28 valstīs uzskatīja, ka Eiropas Savienība ir noderīga viņu valstī. Tas ir viss labākais rezultāts kopš 83. gada. Bet relativizēsim visu. Mēs redzam lielas atšķirības starp dalībvalstīm, un reģioniem, un ziemeļiem un dienvidiem. Uh, Ar to visu es vēlos teikt, ka mūsu turpmākajā komunikācijā aizstāvot Eiropas projektu un parādot visu, kas jau ir paveikts un kas vēl ir jāsasniedz, mums ir jādomā par atšķirīgām pieejam atkarībā no situācijas. Otrais punkts ir migrācija. Ne, nav brīnums, kā tas nodarbina ļoti daudz jautājumus. 50% Eiropie, Eiropiešu uzskata to par ļoti būtisku līdz ar uh, ekonomiskās izaugsmas jautājumiem, jauniešu bezdarba mazināšanu, cīņu pret terorismu. Tomēr mēs redzam, ka atsevišķās dalība valstīs šie eh, procenti atšķiras. Un papildus geogrāfiskajām atšķirībām arī mēs varam par migrāciju runājot konstatēt, ka atbilžu dinamika mainās ar laiku. Piemēram, 12. gadā migrācijas jautājums tika uzskatīts par nopietnu tikai 8% atbilžu. Arī šis punkts ir iekļauts mūsu pārdomās. Tālāk klimata jautājuma parādīšanās. Arī šeit nebrīnīsimies par situāciju, jo uh, no 18. gada aprīļa līdz septembrim šis punkts guva 5 procentu pieaugumu, protams, arī ar atšķirībām starp uh, austrumiem, rietumiem, ziemeļiem un dienvidiem, bet arī šis aspekts ir jāiekļau mūsu pārdomās. Un visbeidzot, vēl viens punkts, ar ko es iepazinos vakar, ir Eiropas demokrācijas funkcionēšana. 46% ir apmierināti ar demokrātiju Eiropā, tomēr Eh, atšķirība ar eh, nacionālām institūcijām ir par 9% punktiem un arī pastāv atšķirības starp dalību valstīm. Kāpēc es runāju par šiem rezultātiem? Es vēlos norādīt uz to, ka ir jārīkojas atšķirīgi pa dalību valstīm un Eiropas apgabaliem un zonā. Katrā gadījumā Eiropas Savienībai uh, Mēs esam par to viss pārliecini. Ir jāparedz lielāka miedarbība ar mūsu pilsoņiem, lai viņus vairāk piesaistītu Eiropas demokrātijas darbībā. Un šajā kontekstā Eiropas uh, ekonomikas un sociālo lietu komiteja ir ar ļoti būtisku lomu, bet es pasvītrošu to, ka uh, tā ir visu institūciju loma, kurām ir jāmobilizējās. Un šajā sakarā norādīšu uz pieciem elementiem - uzklausīšana, dialogs, skaidrs vēstījums, faktiski elementi un izvairīties pieju no, augšu, no pieejas no augšas uz leju. E, šodienas atzinums vēlas vairāk veicināt dialogu. Paldies! Paldies, Ivam, un tagad, lai mēs pāriet pie. E, uzskaitas aspektiem, izmantojot jau vārdus, mēs pāriesim pie debatēm. Dosim vārdu katram runātājam uz divām minūtēm, izņemot atkāpē Batus Tūbas eh, kundzī, kur ir grupas priekšsēdētājiem, kurai es piešķiru trīs minūtes. Tādā veidā mēs iekļosimies 21 minūtē. Vispirms Tūstups kundze. Uh, jums vārds uz trim minūtēm, pārējie varēs izteikties. Eh, trīs minūtes. Paldies priekšsādātāji par šo īpašo iecietību. Es visai jūtīgi un ar izpratni pret to uztveros. Bet trīs veistījumi no manas eh, puses par kontekstu rezultātiem un nākotni, par ziņam sagatavošanas kontekstu. Viss tika pateikts, te, termiņi bija ļoti īsi, mums bija ārkārtīgi spēcīgi līdzreferenti un personību ziņā tas bija tiešām izaicinājumiem pilns laiks, bet ik viens varēja paust savu pārliecību un tāpat arī ar ambīcijām veidot politiska rakstura dokumentu. Rezultāts ceru, ka jūs novērtēsiet šo 17 lapušu dokumentu. Mēs uh, detaļās neieslīgām, un galvenais mērķis ir iekļauts eh, paragrāfā 1.1, ka mēs pieprasām Eiropu padarīt par pirmo pasaules ilgtspējīgo lielvaru. Tas nozīmē, mums ir mazāk teritorija nekā Krievijā vai Kanādā, mazāk iedzīvotā nekā Ķīnā, mazāk dabas resursu nekā Krievijā, bet mēs vēlamies izpildīt šīs ambīcijas, kas ir pirmā ilgspējīgā lielvara un balstoties uz trim pilāriem - ekonomisko, sociālus un vidas. Un esot par pirmo lielvaru, kas visās savās valsts politikās, iekšējās un ārējās ir iekļāvušas uh, ANO darba kārtību. Domāju, ka šeit mēs varam balstīties uz, uz šo darbu piedāvāto tekstu turpmākos piecus gadus. Jūs redzējāt tradicionālās nodaļas, fiskālās, sociālās vidas politikas un pievērš uzmanību uz diviem orģināliem aspektiem. Pirmais, tas attiec uz prezentāciju. Pat, ja ir eh, grūti vienmēr inovēt, sadzinums gatavojoties. Mēs gribējam tomēr nošķirt vispārīgos principus un pēc tam atsevišķi iekļauts ar um, ievilkumiem un uh, atsevišķiem punktiem parādīts būtiskākās detaļas. Tāpat arī ir paragrāfi, kuri attiecas uz komunikāciju ar pilsoņiem un ir vesela nodaļa par Eiropas tautām pilsoņiem, jo par viņiem iet runa. Un visbeidzot, vēlējums nākotnēji. Mēs esam pārliecināti, ka mūsu priekšsēdētājs liks izskanēt mūsu veistījumam Sibiju. Mēs ceram, ka tas palīdzēs padarīt Eiropas Savienību par pirmo ilgtspējīgo lielvaru, ka to sadzirdēs valstu valdību vadītāji, un mēs ceram it īpaši uz to, ka jaunās institūcijas varēs balstīties un iedvesmoties no šīs eh, programmas platformas, ko mēs piedāvājam šodien, kas ir ambiciozs. Paldies! Paldies, Emanuela! Un tagad nākošais runātājs Jāčeks Krāčiks. Paldies, priekšsēdētāji, ļoti īsi. Lai atbalstītu tikko Emanuels sacīto. Es vēlos pateikties refer un apsveikt referents par rezultātu sasniegšanu. Es saprotu, ka šodien mēs eh, sasniegs, panāksim kompromisu šī atzinuma sakarā. Es saprotu arī, ka apkārt mums notiek tik daudz kas, kā pieņ, ieņemt kopīgu nostāju tik svarīgā aspektā kā Eiropas nākotne sagaidot tuvāk nākošo samitu, ir ļoti nopietnas izaicinājums un esmu ļoti gandarīts, ka mēs esam šo pienākumu izpildījuši. Tāpēc paldies referentiem, priekšsēdētājiem, trim grupām par labo sadarbību, un es domāju arī, ka mums izdevās izolēties no dažādām debatēm komitejā, lai meklētu kompromisu. Manuprāt, tas ir ļoti labs darba sākums, lai mēs varētu nākt klājā ar mūsu devumu komisijas darba programmai un atsevišķām idejām Eiropa, jauniem Eiropas parlamentam. Šeit ir runa daudz par to, kas jau ir izdarīts mūsu komitejā un arī par to, par ko esam vienojušies. Tāpat izmantošu iespēju aicināt jūs visus, lai mēs varētu līdz nākošās plenārsēdes beigām nāk klajā reiz, rezolūcija, kas būtu skaidrs veistījums no ECOSOC sagaidāmajām Eiropas parlamentu vēlēšanām. Vēlreiz paldies visiem par darbu, par sagatavo atzinu projektu, un es ticu, ka mēs balsosim par šo tekstu šodien. Paldies, Jāček, un. Tagad uz divām minūtēm Milēna. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs dzīvojam periodā, kad sociālās nevienlīdzības pieaug, vai tas būtu dalībvalstīs, vai tas būtu starp dalībvalstīm. Un arī da, bažas pastāv attiecībā uz mūsu planētas, nā, planētas nākotni, jaunām ekonomiskām vai finanšu krīzēm. Un sniegt tik līdzsvarotu definējumu tam, kādai vajadzētu būt izaugsmai un e, konkurēt spēja ilgtspējīgā izpratnē ir ļoti būtiski. Tāpat arī ļoti būtiski atgriezt paļāvību Eiropas pilsoņiem, kuri ļoti skeptiski sturs pret, e, nereti pret Eiropas institūciju darbībām un politiķu darbībām. Domāju, ka šī Tas varēs kalpot kā iedvesmas avots arī gan Sibiju, gan politiskajām partijām, to nākos, gatavojot nākotnes programmas. Bet e, šim tekstam ir jābūt tādam, kurš pārsniedz Eiropas robežu, jo mēs nevaram ieskicēt ceļu tikai vienlīdzīgākā sabiedrībā ar izaugsmi tikai viņiem vien. Katrā ziņā paldies visiem par ieguldīto darbu. Paldies! Nākošais runātājs Luts Rībe uz divām minūtēm. Priekšstādā kungs arī es gribu teikt uh, ļoti labus vārdus uh, mūsu trim um, ziņotājiem. Man liekas, ka uh, vēstījums ir ļoti spēcīgs. Vēstījums uh, punktā 2.1 Eiropas pilsoņi un pilsonis aizvien retāk uzskata Eiropu kā risinājumu, bet uh, aizvien vairāk uzskata to par problēmu. Varbūt, ka mēs vēl varētu padziļināt šo jautājumu un aprakstīt, kādēļ tas tā ir. Un vienu un gribu teikt, Eiropā jūtos kā vietā, kur solījumi netiek pildīti. Un, ja es paraugos kā vidas aktīvists, kas viss ir solīts un nav izpildīts, Tad tas ir garš saraksts, milzīgi garš saraksts, un tas veido arī šo neapmierinātību, ko es arī uh, redzu. Tas, ko neatbalstu, ir tas, ka uh, virsrakstā ir rakstīts uh, Eiropas iedzīvotāju uzklausīšanā. Pirms laika bija slimnīcā un vienkārši redzēju, kā mēs uzklausījām jaunos cilvēkus, un Greta par to runāja. Es neesmu pārliecināts par to, vai jaunie cilvēki uh, ir laimīgi devušies mājās, jo uzklausīt nenozīmē saprast. Es domāju, ka procesiem jāmainās. Un mans pēdējais komentārs par šo dokumentu. Tas nav tā, ka ziņotāji būtu pie kaut kā vainīti, bet man liekas, ka nav labi, ka šāds uh, centrāls uh, dokuments ir vienkārši uh, īslaika pieejams. Uh, Piektdien internetā tas ir pieejams. Kādēļ mēs neuzklausām viens otru? Uh, Kādēļ mēs nemainam mūsu procesus? Ka katru atzinumu izdiskutējam arī specializētajās grupās, un es domāju, ka tas būtu labāk, un mana vēlme būtu priekšstādāja, ka ja šādi nākotnē tādi centrāli dokumenti tiek sagatavot, lai nākotnē tam tiktu atvēlēts vairāk laika. Paldies! Paldies! Tagad uh, Čilienu Loānu divas minūtes. Paldies, priekšsētāja kungs. Gribēju teikt tikai paldies trīs uh, ziņotājiem par um, sagatavoto dokumentu. Man liekas, ka ir lieliski, ka ir atzinums ar tik skaidriem vēstījumiem par uh, jautājumiem, par kuriem pastāvīgi diskutējam vai arī ko visu laiku arī dzirdam. Šajā atzinumā ļoti spēcīga pozit pozīcija ir par ilgspējīgu uh, konkurētspēju, vienoto tirgu. Domāju, ka šeit ir tas būtiskākais, par ko jādiskutē. Būtībā trīs grupas ir vienojušās referentu, respektīvi ziņotāju o, tēlā un vienotā pozīcija ļaus mums virzīties uz priekšu nākotnē. Es pats esmu ziņotājs par pārdomu dokumentu par ilgspējīgu Eiropu līdz 2030. gadam, un šī atzinuma spēcīgie dokumenti, tad, kad plenārsēdi tos atbalstīs, tas būs arī vērtīgs pamats, lai virzītu uh, mūsu darbu tālāk. Tātad liels paldies ziņotājiem! Paldies, tagad Stefans Baks, divas minūtes. Paldies. Priekšsādātā kungs. Nebiju darba grupā, taču domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgs atzinums, ļoti interesants to izlasīju. Mēs nodarbojamies ar klimata stratēģijām līdz 2050. gadam. Jūnijā ir plānots jauns atzinums. Tādēļ ir ļoti nozīmīgi, lai mēs raudzītos, kā varam ietekmēt dokumentu. Bija ļoti maz laika. Man liekas, ka rezultāts ir ļoti labs, kas ir radīts šajā mazajā grupā, maz īsajā laikā. Tad liels paldies par to. Un vēl pāris grozījumi, ko es uh, gribētu iesniegt, un vēl pie tiem pievērsīšos. Un gribu teikt, ka tā nav kritika par to, kas ir uh, šeit jau pausts. Tas ir varbūt tikai tāds tā kā precizējums un uh, citātu labojums. Tāda ir mana grozījuma. Un vēlreiz paldies par paveikto darbu. Es atbalstu šo atzinumu. Thank you. Paldies. Rahila Jonaha kundze divas minūtes. Paldies! Vakar ļoti pozitīvs uh, pārsteigums bija, ka mm, uzņēmumi un uh, kompānijas arī tiek uh, iesaistīti un viņu pienākums ir darboties ilgtspējīgi. Tas ir jautājums, kas ir nozīmīgs visai uh, sabiedrībai, ne tikai valdībai un politiķiem, bet gan visai sabiedrībai. Mums ir jānodrošina tas, ka mūsu sabiedrības un arī uh, uzņēmumi rīkos ilgspējīgi. Bez tā mēs nevarēsim veiksmīgi darboties. Nepietiek uh, tikai uh, raudzīties uz priekšu, bet jā. Uh, atrod risinājumu, kas ļaus visiem virzīties uz priekšu. Es zinu, ka tas ir izaicinājums, bet tas ir to vērts, kā virzīties uz priekšu. Es tiešām ticu tam, ka ieteikumi ir labi, bet varētu būt vēl ambiciozāki šajā atzinumā. Un vēl, man liekas, ka mums jābūt ir tiešām pozitīviem par attīstības iespējām Ne tikai domāt par to, ka mēs eh, paužam nožēlu par to, kas nav sasniegts. Mums jābūt pozitīviem un jāraugās uz to, ko varam izdarīt pēc 25 eh, gadiem profesionālā, aktīvā dzīvē. Es uh, drīz pārtraukšu darbību. Bet uh, priekšsēdē saka, Somu prezidentūras laikā mēs noteikti varēsim spērt uh, soli uz priekšu. Nākamais uh, runātājs Olivers Roke, divas minūtes. Paldies, priekšsēdē, kungs. Uh, Es domāju, ka pēc uh, trīs ziņotāju prezentācijas ir skaidrs, ka šis nav parastais atzinums. Es domāju, ka tas ir tāds izšķirīgais uh, uh dokuments uh, ko mēs šodien nosūtīsim, jo tas ir mūsu pienesums eh, sagatavot eh, ceļu mapu un arī nākotnes eh, darbu kārtību. Un vēl es domāju, ka šis dokuments ir tāds tā kā manifests. Manifests jaunajām parlamentam un komisijai visām Eiropas institūcijām. Tas nebija vienkārši mērķis ziņotājiem rast vienošanos, bet esmu ļoti gandarīts, ka viņi ir raduši risinājumu Un rezultāts ir ļoti labs. Domāju, ka rezultāts ataino mūsu komitejas eh, spēcīgo nostādni. Mēs ambiciozi iezīmējam nākotnes eh, ceļu. Eiropas Savienība ir uh, veiksmīgākais miera, sociālās attīstības un labklājības projekts. Esam lepni Taču ir arī problēmas. Dalībvalstīs atšķiras viedoklis par nākotnes plāniem, migrācija rāda atšķirības pieejā, ekonomika stagnē, rodas plašāka plaisa starp uh, kontinentiem. Tā nav Eiropas Savienība, ko vēlamies. Mēs vēlamies atšķirīgu Eiropu, tādu, kas aizstāv jauniešus, sieviešu tiesības un kvalit augstas kvalitātes darbvietas. Tādēļ mēs aicinām jaunu sociālo diskusiju šajā atzinumā, jaunu sociālo, sociālo uh, vienošanos līdzvērtīgāku sabiedrību, tādu, kas varētu ANO ilgspējīgās attīstības programmā 2000 gadam īstenošanā piedalīties un atbalstīs tās ilgspējīgās attīstības mērķus un citus dokumentus. Mums jāpiedāvā ambicioza stratēģija un jāformulē spēcīgi jautājumi un pieprasījumi. Paldies! Paldies tagad Brenda Kinga divas minūtes. Liels paldies, priekšsēdētāj kungs, arī es gribētu sveikt trīs um, ziņotājus par šo atzinumu un arī priekšsēdētāju, kas uh, ir vadījis šo procesu. Es uh, gribētu pievienot manu balsi, lai uh, atbalstīt šo dokumentu. Es esmu iesniegusi grozījumus un gribēju tos paskaidrot. Jo um, daudz kas jau ir bijis teikts, un man liekas, ka šis ir ļoti spēcīgs dokuments ar spēcīgu vērtī, vēstījumu, bet arī pēdējais runātājs teica, ka ir vairāki jautājumi un diskusijas, kas notiek tagad Eiropā, un viens no jautājumiem ir migrācija. Es redzu atzinumā, ka, ja mēs runājam par uh, migrantiem, tad atbildība par integrāciju ir uh, tikai uz uh, migrantu pleciem. Un padomāt par atzinuma uh, tekstu, un saprot, ka ir sažģīti integrēt uh, š, jaunas uh, idejas, nu, uh, piemēram, uh, Karību salu pārstāv uh, un cilvēki, kas no 50. gados ieradās uh, Eiropā, viņiem bija kopā jāpienojas, uh, lai noīrētu dzīvokļus, jo tad, kad viņi to mēģināja darīt, bija izkārtas zīmes nepieņemam melnzāles krāsas cilvēkus, īrus un uh, suņus. Un dažkārt uh, grogos jokoja, ka uh, nelaiž eh, iestādēs vai arī uh, neizīrē dzīvokļus eh, uzskaitītiem kategorijām. Tādēļ gribu mainīt situāciju. Situācija, protams, ir ļoti mainījusies, bet tajā pašā laikā ir vēl dziļāks nepieciešams izmaiņas. Paldies! Paldies, nākamais runātājs. Arī es atbalstu pateicības vārdus un uzslavas uh, ziņotājiem un, protams, arī priekšsēdētājiem. Un arī es eh, gribu pasvītrot Brendas Kingas teikto, esmu īrs un eh, biju arī uzskaitījumā minēts. Atzinums eh, ir ļoti nozīmīgs, tādēļ jāpievērš tam nopietni. Taču pāris problēmas var uzskaitīt šeit. Šajā Eiropas Savienībā mēs mēģinam uzklausīt uh, viens otru. Taču dzīvojam tādā tā kā burbulī, un kas e, ir veltījis gads, lai ceļot īrijā, diskutēt ar cilvēkiem par pastāvīgām izmaiņām, zinās un uzklausot cilvēkus, ir um, ieteikums uh, izkristalizējies, un tas ir par nabadzības pārvarēšanu. Tas nav pietiekami spēcīgs. Mēs nebūsim veiksmīgi kā kopiena, un e, es mēs nesam izskauduši nabadzību. Mums ir vienošanās 2020. gadam, bet mēs neesam to īstenojuši un mēs esam ignorējuši situāciju, nepieņēmuši to. Un mēs ilgspējīgu attīstību pieņemsim tikai tad, kad mēs pārvarēsim nabadzību. Realitāte ir tāda, ka, protams, ka var teikt cilvēki, kas piedalās šajās diskusijās. A, un dažkārt populisti daudz ko runā un uh, baidās no izmaiņām. Taču jāpievērš jautājumu risināšanai un jāsaka, ja mēs uzklausam to, kas tiek teikts un uh, raugamies uz diskusijām, tad es gribu vēlreiz uzsvērt, mums jāuzklausa labāk un jāuzklausa visi cilvēki un 20, 60%. 20% tic Eiropai, 20% pret, bet 60% tos ir jāpārliecina pieslēgties vienai vai otrai pārliecībai. Paldies! Paldies, Šemus! Es tomēr ceru, ka mēs esam tādā plašākā grupā spējīgi uzklausīt un saprast. Tagad ik pa divām minūtēm ziņotājiem, lai apkopotu diskusijas. Tātad, kurš būs pirmais? Jā, nu tad tieši tāpat pašā kārtībā, kā uzstājāmies. Paldies, paldies par šiem komentāriem un ieteikumiem. Jā, protams, mums bija ierobežots laiks, tādēļ nevarējām visu ietvert šajā dokumentā, taču viena lieta ir ļoti nozīmīga, kā daži no jums uzsvēra. Grafčikungs teica, tas ir sākuma punkts. Tas ir tas, no kā tagad varam strādāt dažādajās sadaļās, tas, ko iesakam, kas mums ir jātīsta kopā. Un tas ir arī visos šajās atsevišķajās sadaļās, ja mēs turpinam ilgspējīgai attīstībai. Nu, tādēļ redzēsim, kādi būs grozējumi. Ar nepacietību tos gaidīšu un esmu ļoti gandarīts par jūsu atbalstu. Tātad. Paldies. Paldies par visiem atzinīgajiem vārdiem. Gudīgi sakot, biju nedaudz nobežījusies, jo tas ir ļoti tāds spēcīgs politisks dokuments, un esmu ļoti gandrīta, ka tas ir labi uzņemts, kā Pīters jau teica. 17 lapas pušu dokuments ir pamats diskusijām. Tas ir tā kā iedvesmas avots domāts visiem, visās sadaļās. Un papildus tam es gribētu atkārtot arī uh, to, ko Weberkungs teica. Mums ir ne tikai jāklaus, jāuzklausa mūsu pilsoņi, bet jāmēģina saprast, ko viņi saka. Tādā uh, izpratnē tas ir pirmais solis, mēģinājums uzklausīt, un mums ir jāuzklausa labāk lai mēs tos labāk saprastu, un es ceru, ka šis atzinums tieši tā arī tādā izpratnē tiks saprasts. Paldies, paldies par jūsu iedrošināšanu. Mēs vēlamies virzīties tālāk, taču teksts jau ir pietiekami garš, un tādēļ nu vairāk vēl nevarējām neko iekļaut un domāju par Lutsu un Rupkas kungu, kas runāja par manifestu, bet, manuprāt, tas ir strateģisks e, e, dokuments un arī darbs e, sākas tagad. Un tas ietekmēs mūsu darbu nākotnē. Būs arī vairāk laika diskutēt to atsevišķajās komitejās, un um, tika runāts arī par to, ka uh, stratēģija un klimata jautājumi ir eh, ļoti skaidri pausti. Nu, kā atzina pilsonis un uh, aktīvi strādojošs un arī bēļu pilsonis, un ievērojot visas tās uh, manifestācijas, kādas ir Bēļģijā klimata jautājumos, un ļoti cieņpilni tas viss notiek. Līdz ar to es gribētu teikt, ka Šeit ir nepieciešams to ievērot, nu kaut kādā veidā nevar īsti pateikt, kā. Februārī mm, situācija bija laba, ideālā situācijā, nu varam sapņot par to, varam atgā, atgā, atgriezties pie tā un atkal šos jauniešus uzklausīt un teikt, jā, tas ir padarīts, to mēs vēlamies vēl izdarīt, lai parādītu to, ka arī aktīvi strādājam. Un tagad eh, šemas eh, piezīmes eh, ilgspējīgas attīstības mērķi un ANO mērķi ir visā tekstā pieminēti. Mērķis numur viens - cīņa pret nabadzību, un es domāju, ka nu, nevar mums pārmest, ka nesam tam pievērsušies un nesam pievērsušies jautājumai cīņai pret uh, nevienlīdzība attīstība. Tas ir daudzos paragrāfos ietverts, tas ir par sociālo Eiropu šajā daļā un tāpat arī taisnīga nodokļu sistēma. Nu, nav pārāk daudz laika, varbūt mums bijis, mēs esam ļoti detalizēti visu to uzskaitījuši, taču, ja dokumentu izskata, tad jūs redzat mūsu domas un arī nabadzības apkarošana šeit ir daudzkārt minēta. Paldies! Paldies visiem par šīm diskusijām. Es gribēju tikai noslēgumā uh, teikt par šīm diskusijām un apkopot to sekojošā veidā. Tas, cik nozīmīgs ir šis atzinums, tas ir arī par jauniešu iesaistīšanu Eiropas politiskajos procesos. Un es ceru, ka to ne tikai kā citātu viņi uzklausīs, bet kā tie, kas uh, ir uh, uzrunāti. Un mūsu plenārsēdē ir nozīmīgi uzklausīt jauniešus. Viņi uzstājās mūsu plenārsēdē, un tas bija ļoti nozīmīgi. Tāpat arī es domāju, ka nozīmīgi uzsvērt kultūras uh, nepieciešamību un uh, nozīmīgo lomu lai ilgspējīga attīstība būtu kā stratēģija nākamo desmitgažu attīstībai. Neaizmirstot to, ka viens no pamat instrumentiem ir perspektīva raugoties uz ilgspējību, un tas ir daudz kādu finanšu schēmas ietveros īstenojams pasākums. Mūsu atzinums ietvarā eh, vēl nav eh, atbilstoši visām mūsu ambīcijām, kādas ir Eiropā. Mēs esam drosmīgi rīkojušies, taču ir jāsagatavo sevi uh, cīņai, kas tikai turpināsies. Mēs nevaram uh, uh, tikai gaidīt at attīstību. Mēs esam saskaņojuši mūsu viedokli ar mūsu atbalstītājiem un arī ar Eiropas parlamentu. Es jau esmu ar Lamberts kungu runājis, un tagad ir jāsāk sagat, sagatavot kopēju stratēģiju par nozīmīgākajiem punktiem, kas atvērs ziņas no septembra, kad sāksies diskusijas par daudzgadu finanšu schēmu. Pirms noslēdz šo jautājumu. Es gribēju vēl tikai uh, uzsvērt uh, sekojušo. Es domāju, ka uh, šai komitejai ir jāpierāda tas, ko daži no mums uh, saka, ka ir jānovērš pārāk daudz, uh, situācija, ka pārāk daudz runājam, ir jādarbojas aktīvi. Es domāju, ka jā. Ja uzdod jautājumi, jāatrod inovācijas un jāuzņems riski. Es negribu, lai vārdi, ko izmanto, ir tikai, jā, lai raksturotu tos, kas ir ārpusē. Arī mums ir uh, nepieciešama drosme inovācijām, uh, riskām un izmaiņām. Visādi citādi mūsu in, uh, inovācijas nebūs uzklausītas un arī mēs. Uh, riskējam mūsu īpašo lomu, kāda mums ir. Būs nepilnīgi ievērota. Tas ir aicinājums. Mums jābūt inovatīviem un ilgtermiņā jāraugās, lai aktivizētu to, ko līgumā paredz 11. pants. Paldies referentiem, paldies par diskusijām, un tagad sāksim izskatīt grozījumus parastajā procedūrā 1.5, 1 punkts. Tellervo kundze. Amendment number one. Pirmais grozījums par 1,5 punktu. Grozītais teksts, ko piedāvā uh, Karelkundze. Balsojam. Vai mēs, uh, jā, to mēs diemžēl nevaram pieņemt, jo. Mēs uh, tātad uh, teksta pašos pamatos runājam par to. Tātad mūsu pozīcija bija tāda, ka uh, Mums eh, komitejai ir jānosaka skaidras definīcijas attiecībā uz nākotni. Ja mēs runājam par ilgspējīgu izaugsmu, ilgspējību konkurētspēju, mēs gribam tātad nākotnē no, uh, izvairīties no tā, ka par to visu laiku jādiskutē. Tāpēc mēs atradām konsensu attiecībā uz definīciju, ko pieņems eh, mūsu komiteja. Un um, Telerbo grozījums šeit neievieš skaidrību. Uh, Tas labākajā gadījumā novest pie tā, ka mēs atkal turpināsim šīs diskusijas, un tāpēc mēs gribam palikt pie tā, par ko mēs arī vienojamies diskusijās, un tāpēc mēs, diemžēl, nevaram atbalstīt šo grozījumu. Eh, for... Paldies ziņotājiem. Eh, bet vēl procedūra. Vispirms jums ir jāpasaka priekšsēdētājiem, uh, kā, vai jūs pieņemat vai nē. Um, bet, uh, ja jūs nepieņemat, tad vispirms uh, uh ziņo, tad grozījuma iesniedzējs izsakās un pēc tam uh, ziņotājs. Bet es tagad saprotu, ka jūs noraidāt šo grozījumu. Tagad, Elevro kundze, jums vārds, lai prezentētu savu grozījumu. Paldies, priekšsādētāji. Es komentēšu tagad par. Uh, vienoto lietojumu. Es nedomāju, ka izmantotā definīcija, eh, Keita Reivors definīcija ir piemērota, un to esmu atkārtot uzsvēris, uzsvērusi. Tātad eh, es eh, gribētu teikt, ka es šo piemēru esmu nosaukus un tas, kā Tas ir atspoguļots tekstā, nav piemērots, un tāpēc es arī iesniedzu šo grozījumu. Jā, kā jau uh, tā tad tika izskaidrots, ziņotājs noraida šo grozījumu, tagad balsojam par pirmo grozījumu. Mm. The vote is closed. 75. Beidzam balsot. 75 par, 132 pret, 11 atturējušies, noraidīts. Otrais grozījums par 1,6 punktu. Joprojām Teilervo kundze. Um, vai jūs to pieņemat vai nē? Mēs uh, nepieņemam Telervo kundze, lūdzu, jūs varat eh, stādīt priekšā savu grozījumu. Es tiešām nesaprotu šo tekstu par ilgtspēju. Un eh, es to nesaprotu, kas te ir domāts eh, ilgspējīgas, piemērots konkrēts spējas jēdziens, Tur jau ir ietverti visi šie punkti. Jā, paldies, uh, ziņotājs. Mēs apspriedām šo grozījumu, un uh, tas ir dokumenta sākums, kur ir uh, ļoti svarīgas definīcijas. Mēs jau tātad par to runājām, grozījumu kontekstā par konkurētspēju, un ir atsauce, zemesvītas piezīmē uz uh, ilgspējīgu konkurētspēju, un mēs drīzāk izvēlamies uh, mm, to formulējumu, kas bija. Paldies, uh, tagad balsojam. Vote is closed. Beidzam balsot. 64, 148 pret, 13 atturējušies, noraidīts. Trešais grozījums par punktu 1.7 joprojām. Ronalds Kunze, um, vai jūs to pieņemat vai nē? Kompromiss. Labi, lūdzu prezentējiet kompromisu. Grozījums. Uh, attiecās uz pēdējo teikumu. Un mēs gribētu pieņemt daļēji viņas priekšlikumu, bet no otras puses paturēt uh, mūsu sākotnējā teksta kodolu. Tātad es vienkārši nolasīšu kompromisu pēdējo teikumu. Labi funkcionējošas ekonomiskās brīvības un konkurences noteikumi iet roku rokā ar pamattiesībām, sociālajām pamattiesībām, bet tām nevajadzētu būt pārākām. Telervalkons, vai jūs pieņemat šo kompromisu? Jā, es to varu pieņemt. Paldies. Vai kāds ir pret šo kompromisu? Šķiet, ka nē, tad tas ir pieņemts. Tātad šis grozītais teksts, piektais grozījums. Uh, 1.14. Eh, joprojām Ronalds kundzes grozījums, vai jūs to pieņemat vai nē? Nē, mēs noraidām. Tas ir jāskata eh, kontekstā ar nākamo grozījumu, bet mēs eh, esam pret šo grozījumu. Tātad jūs esat pret šo grozījumu. Ronalds kundze, jūs varat to prezentēt? Jā, tātad uh, pamatojumā te ir uh, rakstīts, ka ir grūti saprast, kā produktu un tirgu uh, konkurētspēja nosaka tirgu. Kā tas ir uh, izšķirīgi svarīgi? Tirgu vairāk nosaka uh, patērētāju uzvedība ikdienā, vai ne? Paldies, ziņotāji! Jā, kā jau es minēju, mums tas ir jāskata kontekstā ar nākamo eh, Štefana Baka grozījumu, kur mums ir kompromiss, eh, kur mēs gandrīz visu uh, akceptējam ar vienu nelielu izņēmumu, tāpēc tas šeit neiedaras. Bet ir arī viens ļoti uh, būtisks uh, iemesls mums tātad svītrot šeit eh, šo pēdējo teikumu. Mēs, eh, jo īpaši par pārtikas eh, sistēmām un citiem jautājumiem esam par to diskutējuši, tur ir milzīgas, milzīga konkurence cenu ziņā. Mums jāpāriet uz citu domāšanu, uz tādu kvalitatīvu domāšanu, un tāpēc šo grozījumu mēs nepieņemam, un nākamajā grozījumā mums ir priekšlikums, kā mēs Štefana Baka um, grozījumu varētu pieņemt. Tātad mans jautājums eh, Telervo kundzei. Eh, tātad ziņotāji saka, ka viņi iekļaus arī daļēji jūsu eh, grozījumu jautājumu. Vai jūs saglabājat spēkā savu grozījumu, vai jūs atsaucat to? Ähm, mielestäni pitäisin, pidän tästä kiinni, koska tämä on oma asiansa. Okay. Okay, that... Šis man tomēr ir ļoti svarīgs jautājums. Jā, tad balsojam. Le vote est clos. Beidzam balsot. 66. 66 pār, 148 pret, 9 atturējušies. Tātad 149 pret, eh, atturas eh, noraidīts. Tagad eh, ceturtais grozījums par 1.14 punktu. Tas ir Stefana Baka grozījums. Tur ir kompromiss. Lūdzu. Stefans piedāvā savu grozījumu tam pašam punktam. Pirmkārt, mēs centāmies abus uh, salāgot, apkopot, un tas nebija iespējams, līdz ar to mēs izlēmām par tiem likt balsot atsevišķi. Mēs paturām šeit uh, oriģinālo tekstu un pievienojam to, ko piedāvā Štefans. Tātad panta beigās. Uh, kur ir eh, ilgtspējība, šis vārds ilgtspēja, tur mēs vēlamies eh, likt komatu un teikt, kam jābūt eh, pilnībā izveidot un efektīvi iekšējā tirgus elementiem. Citādi beigas. Mēs gribējām daļēji pieņemt šo grozījumu, un mēs uzlabojam viņu priekšlikumu, pievienojot vārdu labi funkcionējoši. Tātad labi eh, pilnībā izveidots un labi funkcionējošs eh, iekšējais tirgus. Štefan, vai eh, jūs pieņemat šādu labojumu? Jā. Vai kāds ir pret šo kompromisu? Nē. Tad tas ir atrisināts. Sestais grozījums par 1.14 punktu. Piektais ievilkums. Uh, Rakalūna kundze, lūdzu. Jā, ziņotāji nepieņem šo grozījumu. Lūdzu, grozījuma iesniedzēja, prezentējiet šo grozījumu. Te ir runa par uh, to, par ko mēs iepriekš runājam, par ilgspējīgu attīstību. Tas ir visas sabiedrības jautājums. E, ano, takže moje reakce, jau jsem trošku. Od... Jā, mana atbilde. Es runāju ar autori par šo grozījumu. Šeit mēs gribējām pievērsties uzņēmumiem. Mēs vēlamies, lai tie kļūtu ambiciozāki līderi globālā mērogā. Tāds ir mūsu vēstījums. Mēs vēlamies uh, pievērsties galvenokārt Eiropas uzņēmumiem, un tāpēc es šo grozījumu uzskatu par eh, neatbilstošu, jo te tiek minēta pilsoniskā sabiedrība, patērētāji un eh, darba ņēmēji. The vote is closed. Beidzam balsot. 56 par, 139 pret, 9 atturējušies, noraidīts. Septītais grozījums. Mēs pieņemam. Vai kāds ir pret? Tad tas ir atrisināts. Tagad 17. Uh, grozījums par 2.2. Uh, grozītais teksts. je eh, návrh skupiny dvě. Šis ir uh, otrās grupas priekšlikums, bet es to prezentēšu, kā mēs par to vienojāmies mūsu komandā. Tātad šis uh, grozījums runā par otro sadaļu par pilsoņiem. Tas ir saistīts ar uh, otro ievilkumu kur mēs piedāvājam radīt eh, kopīgu platformu mūsu komitejā kopā ar reģionu komiteju, lai būtu tāds eh, pastāvīgs eh, konsultācija mehānisms struktūrētajām dialogam ar pilsoņiem, lai sniegtu atbalstu demokrātijai un uh, saņemtu realistiskus komentārus no pilsoņiem par Eiropas politikām. Mēs izlēmām mainīt um, šo priekšlikumu, šo grozījumu, um, atsakoties no mehānisma uh, radīšanas, šī konsultatīvā mehānisma radīšanas. Mums nebija vēl iespēja to um, padziļināt apspriest, un otrkārt mēs vēlējāmies uh, saglabāt eh, mūsu pašu identitāti, kā eh, Eiropas ekonomikas un sociālā lietu komitejas identitāti. Mēs vēlamies, lai mūs redz kā tādu unikālu platformu, jo tas ir eh, mūsu pluss. Mēs vienmēr esam spējuši pārstāvēt pilsonisko sabiedrību ļoti labā veidā. Tātad mēs vēlamies to paturēt, saglabāt. Tātad šajā konkrētajā gadījumā mēs vēlamies uh, paturēt pirmo teikumu, un tomēr mēs to nedaudz grozām. Un tagad es to izlasīšu angliski. ESSK, kā uh, Eiropas Savienības uh, iestāde, kas pārstāv ES organizēto pilsonisko sabiedrību, turpinās aktīvi piedalīties politikas veidošanas procesā. Punkts. Vai kāds ir pret to, ko ziņotāji piedāvā? Kristof Kristofs Pāters, lūdzu. Es neesmu tā tieši pret, bet es eh, nedomāju, ka mēs esam institūcija, jeb iestāde. Man šķiet, ka eh, juridiskajā ietvarā mēs esam konsultatīva struktūra, bet nevis iestāde bet neesmu pilnīgā pārliecināts. Lūdzu, pārbaudiet to. View... No formālā viedokļa jums ir pilnīga taisnība. Bet eh, mēs nevaram eh, tagad grozīt priekšlikumu procedūras apsvērumu dēļ. Un tad tagad ir jautājums, vai mēs saglabājam šo sākotnējo tekstu. Was... Vai jūs varat vēlreiz izlasīt šo priekšlikumu? Nebija skaidrs. Zůstane první věta z trošku, z trošku... Mēs saglabāsim pirmo teikumu ar nelielu, uh, nelielām izmaiņām. Tātad EESK, kā iestāde, kas pārstāvēs organizēto pilsonisko sabiedrību, uh, turpinās aktīvi piedalīties politikas veidošanas procesā. Punkts. No one is against. Neviens neiebilst. Labi. Paldies, pieņemts. And number eight. Astotais grozījums. Tas ir pieņemams ziņotājiem. Vai kāds ir pret? Labi. Devītais grozījums. Tas ir e, grozījums, ko ir iesniegus Krista Švenga. Te mums ir kompromiss. Lūdzu, nolasiet kompromisu. Tātad mēs ilgi par to diskutējām, par šo grozījumu, un mēs piedāvājam sēkojošu tekstu, kas aizstās uh, e, sākotnēju tekstu ņemot vērā aizvien pieaugušās bāžas par atšķirībām dalībvalstu progresā, būtu jāveic pasākumi minimālās algas un minimālo ienākumu garantēšanai, kā daļa no sociālās konverģences procesa Eiropas Savienībā. Tas varētu būt svarīgs sociālās aizsardzības elements un var palīdzēt sasniegt pienācīgu dzīves līmeni, visās valstīs, vienlaikus arī palīdzot atbalstīt izaugsmi un uzlabot konverģenci vai nepieļaut atšķirības Eiropas Savienībā. Vai kāds ir pret šo kompromisu? Nē, tas ir pieņemts. Desmitais grozījums. Stefans Baks par trešo ierāmējumu. Vai jūs to pieņemat vai nē? Mēs pieņemam. Vai kāds ir pret? Paldies. 11. grozījums. Arī Stefan Baku grozījums, vai jūs to pieņemat? Mums ir kompromiss, lūdzu. Tātad. Stefans vēlas svītrot 100% un uh, piedāvāt augstu līmeņa, un mūsu piedāvājums ir augstākajā iespējamajā līmenī. Compromise accepted. Kompromiss pieņemts vai kāds ir pret? Nē, pieņemts. 12. grozījums. Pieņemts vai jūs to pieņemat vai nē? Šeit ir kompromiss priekšlikums, lūdzu. Uh, donc, no, no. Mēs vēlamies vēlamies izvairīties no tā, lai valsts pakalpojumi netiktu pilnībā privatizēti, tāpēc mēs piedāvājam šo te kompromisu. Un es nolasu un publiskās labums kā dzeramais ūdens un citi, un mēs svītrojam jābūt bez maksas, bet eh, jābūt pieejamam visiem par pieejamu cenu. Bet mēs svītrojam bez maksas. Kompromiss tiek pieņemts. Vai kāds ir pret? Nē. Pieņemts 13. grozījums. Šeit ir priekš, priekšlikums no Stefana puses iekļaut eh, policijas, eh, politikas ieskaitot. Mēs svītrojam vārdu veicinot, bet pirmā teikuma beigās mēs pieliekam klāt, definējot un īstenojot Eiropas Savienības politikas, jo mēs vēlamies paturēt spēkā šo vadošo pozīciju. neizklausās pārāk pārliecinoši, bet eh, tiek pieņemts. Vai kāds ir pret? Nē, tāda. Tā gadījumā 14. grozījums. Nolasu uzreiz visu tekstu. Eiropas Savienībai ir jānodrošina tas, lai tās iekšpolitika un ārpolitika ir pilnībā saskaņot un atbilstīga sociālās attīstības mērķiem tā, lai pienācīgi tikti ņemtu vērā proporcionalitāte un ilgtspēja. Mēs iekļaujam vēl vārdu principi, jo par to šeit ir runa. Stefans pieņem, vai kāds ir pret? Pieņemts. Tālāk 15. grozījums iesniegusi Brenda Kingā. Šeit ir kompromiss priekšlikums. Lūdzu! jo tas ir saistāms ar 16. bet 15. sakarā mēs piedāvājam svītrot eh, priekšlikumu eh, integrāciju divos virzienos, bet piedāvājam piekļaut 16. Savukārt 15. mēs svītrojam Brendas piedāvāto teikumu. ko saka Brenda. Es nesapratu kompromisu. Es paskaidroju, ir 15. grozījums un 16. Me, mūsu kompromisa priekšlikums ir um, Tas at, attiecas uz abiem kompromisa grozījumiem. Brenda, mēs tev piedāvājam svītro tavu teikumu 15. grozījumā, pieņem to, jo tu jau to atrodi 16. tādā gadījumā. E, lūdzu, nolas 16. grozījumu kopumā, citādi neko nevar saprast. Labi, tādā gadījumā es lasu seš, e, pārēju pie 16. Un 16. ir teikts Es iekļauju Brendas piedāvāto teikumu 15. un nolasu integrācija, un šeit ir neliels, neliels grozījums, eh, tas arī ir kompromiss. Integrācija ir divu veidu process, un abas puses ir ar tiesībām un pienākumiem. Tās tiek piedāvāts tavam priekšlikumam, un tāpēc atbilstībai ir jābūt kopīgai. Mēs pa, iekļaujam tavu priekšlikumu, tālāk otrais teikums, lai veicinātu šo divu veidu integrāciju, mēs e, svītrojam divu, divu virzienu integrāciju un tās vietā liekam procesu un mēs tādā veidā pieņemam tavu priekšlikumu 16. grozījuma beigās, bet mēs svitrojam attiecībā uz migrantiem un tā tālāk. Skaidrības dēļ mēs nepie, nepieņemam 15. bet iekļaujam 16. revizēto tekstu. Vai jūs varam tagad nolasīt pilnībā 16. Integrācija ir divu virzienu process, un abām pusēm ir tiesības un pienākumi. Tāpēc atbildība ir jātiek dalītai eh, gan starp uzņemošo kopienu un eh, migrantiem. Nav ilgtspējīgi sagaidīt, lai jaunpienācēji integrētos bez atbalsta Um, um, un pārvarētu sociālās un ekonomiskās barjeras. Lai veicinātu šo procesu, ir jāparedz valsts politikas, kas ņem vērā dažādu iedzīvotāju grupu bažas un noskaņojumu, lai izvairītos no ksenofobiskām vai naidīgām izpausmēm. Šajā nolīgā, nolūkā attiecīgām politikas nostādēm būtu jāietver skaidrs konsekvences un, um, un pamatot saistību kopums, kā arī jāizskauž pret migrantiem vērsta retorika. Tādā gadījumā 15. grozījums tiek uh, atcelt, 16. tiek pārskatīts un grozīts, un Brenda Kinga to atbalsta. Vai kāds ir pret? Tas visiem ir skaidrs. Tādā gadījumā mēs varam pāriet pie galīgā balsojuma, sākam balsot.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 pie 9. punkta SOC 605 spēcīga un daudzveidīga pilsoniskā sabiedrība, kur ziņotājs ir Kristiāns Mos. Lūdzu. Thank you very much. Dear... Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Šīs atzinums uh, ir pašiniciatīvas, un tas ir rezultāts kopīgiem darbam pētījumu grupā un arī uzklausot ļoti noderīgos daudzu mūsu kolēģu ieteikumus, kuri izrāda interesi par šo tematu, un es vēlos pateikties visiem tiem, kuri nāca ar savu devumu, lai mēs varētu pabeigt šodienas darbu. Pirmkārt, es vēlos pateikties eh, Marija Šarma, kas ir darba grupas vadītājs, un arī Jose Antonio Moreno Diesam, jo viņš vada pamatiesību uh, grupu, kas arī ir ļoti tuvs jautājums šim tematam - demokrātija un pilsoniskā sabiedrība. Līdz ar to Ar šo dokumentu mēs mēģinām apvienot to, ko esam atkārtojuši pēdējo gadu laikā, jo mūsu analizētā problēma, diemžēl, nav jauna. Attīstība turpinās, un ikdienā mēs saskaramies ar jauniem apliecinājumiem tam, ka pastāv nopietnas problēmas gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Runājot par pilsonisko telpu, tās integritāti un demokrātiju, mēs esam iekļāvuši šos konstatējumus un arī daudzi atzinumi, kas attiec uz uz eh, Eiropas semestri uz um, citiem pasākumiem, mēs esam iekļāvuši dažādas rekomendācijas. Dokuments ir balstīts arī uz uh, ieteikumiem un to, ko mēs izprotam ar vārdu demokrātija. Mēs šeit runājam par liberālu demokrātiju, mēs runājam par um, uh, plurālistisku pilsonisko sabiedrību. Atvainojos pārtrauciņotāji, es lūdzu tos, kuri uh, zālē sarunājas, turpināt sarunas ārpus zāles un respektēt runātāju. Es vēlos pievērst jūsu uzmanībai faktam, ka šis pretprocess ir jāuzskata kā nepārtraukts. Drīzumā mana kolēģi Karolīna sāks darbu pie pašiniciatīvas ziņojuma, kas ir saistīts ar šo tematu, un baidos, ka mums pie tā būs jāatgriežas atkal un atkal. Es domāju, ka šis dokuments var eh, būt noderīgs, jo tas attiec uz mūsu identitāti. Tas eh, nav teksts, kas rēģē uz eh, kaut ko šobrīd notiekošu vai kādu leģislatīvu procesu, bet ar to tiek mēģināts definēt tas, kas, mē, kas mēs esam un kā mēs sevi definējam un tas var kalpot par pamatu darbā pamatiesību grupai un arī aicinu strādāt visiem kopā, lai mēs varētu aizstāvēt mūsu liberālo demokrātiju, mūsu pilsonisko telpu, kas ir nepieciešama organizācijām, lai tās varētu pastāvēt. Paldies! Paldies, Kristian! Tagad runātāju saraksts ir slēgts. Pirmais runātājs ir Leks Pilārskis. Dziękuję bardzo. Paldies, priekšsēdētāji. Es turpināšu poļu valodā. Es jau runāju debašu laikā, tad, kad mēs tikāmies sociālo lietu sekcijā. Paldies par sagatavoto ziņojumu, paldies eh, ziņotājam un visām grupām, jo jau tāpat kā iepriekšējā ziņojumā mēs redzam, ka šis ir ļoti spēcīgs ziņojums, tas, eh, tas ir ļoti precīzs un viennozīmīgs. Eh, ir ļoti nozīmīgi tas, ka šeit ir definīcija balstoties uz kuru mēs varam definēt to, kas ir un kas nav labs un akceptējams. Otrkārt, ļoti labi tiek definētas negatīvās parādības, ar kurām mēs saskaramies, piemēram, Polijā šodien. Un ir labi ieteikumi, jo mēs nevaram apmierināties tikai ar konstatācijām, ka tas ir labi, tas nav labi un tas varētu būt labāk. Mums ir jānāk klajā ar nostājām, lai Eiropas Savienības vērtības, cilvēktiesības, uh, Eh, pamatiesības tiesu sistēmas un visi pārējie elementi, kas ir saistīti ar demokrātisko kārtību, tiktu dalību valstīs respektēt. Paldies par sagatavoto tekstu. Eh, Karolīna Smāleca. Dziękuję, dziękuję panie przewodniczący. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Es pievienojos iepriekšējā runātāja teiktam. Ļoti noderīgi ir tas, kā šobrīd mēs runājam pār šādu tēmātu. Arī Eiropai šis brīdis ir ļoti nozīmīgs, un mums ir arī jālem par to, par to kādu ceļu mēs izvēlēsimies. Paldies arī Kristiānam, kurš analizēja e, šo, šīs parādības, un arī es varēju nākt ar savu artāvu. Es neatkārtošu to, kas. Uh, jau izskanēja, bet vēlos pasvītrot to, cik svarīgs ir pats virsraksts. E, noturīga demokrātija, pateicoties spēcīgai pilsoniskai sabiedrībai. Tas ir jāpatur prātā un neatkarīgi e, no sociālajiem noteikumiem. Ik viens no mums ir pilsonis, un tad, kad mēs atgriežamies mājās, vai domājam par pasauli, kādā vēlamies dzīvot, esmu pārliecināta, ka vērtības, kas mums visiem ir kopīgas, parāda to, ka Eiropa, eh, kas ir diversificēta, kas respektē ikvienu pilsoni, ir ļoti nozīmīga tāda Eiropa, kas iekļauj ikvienu. Ierobežot pilsoniskās sabiedrības brīvības var būt ārkārtīgi bīstami. Un tas var veicināt autokrātisku tendenci parādību Eiropā, ko mēs arī vērojam. Tas nozīmē ierobežot tiesu kompetenci, ierobežot mēdīs, un tas vēlāk ved pie iespējām rīkoties pilsoniskai sabiedrībai un NVO, jo tās ir organizācijas, kuras visstraujāk rieģē uz netaisnību un tās, kuras liek rieģēt Eiropas politiskajiem spēkiem. Es domāju, ka Eiropai ir jādomā, kā tā var stiprināt sabiedrību. Tas ir mūsu demokrātijas garants. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs. Paldies, Džudija Makdonova. Vēlos pateikties Kristianam par lielisko uh, atzinumu, lai gan esmu pētījuma grupas formā locekle. Uh, Es tiku aicināts uz abām sanāksmēm, kā arī uz lielisko uzklausīšanu, kas tika organizēta. Un e, tās bija kā paraugs e, e, pētījumu grupai, un Kristiāns ir sagatavojis tiešām ļoti labu tekstu, jo Brexit balsojums apvienotajā karalistē es to redzu kā vēl vienu populisma izpausmi, un tas skar tik daudz pro, eh, problēmu šajā tekstā. Domāju, ka viens no tiem, kas man šķiet būtisks, ir iekļauts uh, eh, 6.2. paragrāfa beigās, ka mēs nevaram skatīt šos jautājumus atsevišķi no ekonomiskajiem. Uh, sociālā ilgtspēja, iekļaujoša izaugsme, e, konkurētspējīgs norādes, ka arī labi funkcionējuši darba tirgus, taisnīgi taksācija, e, darboties spējīgi valsts e, dienestu un pakalpojumi. Un mēs tāpēc nevaram nodalīt ekonomiskās politikas no šiem aspektiem. Bet kopumā šis ir ļoti labs teksts un aicinu tos atbalst, to atbalstīt. Paldies! Nākošais runātājs bērns Šuters. Es gribētu arī turpināt uh, slavējošos vārdus, un šādu atzinumu um, mēs būtu varējuši izmantot jau agrāk. Bet labi, ka tagad tas ir sastādīts divi punkti, ko izcelšu un ko mēs varētu arī padziļināt, skatīt brīvību un daudzveidību plašsaziņas līdzekļiem. Varbūt, ka padziļināti izstrādāt atzinumu par šo jautājumu, es domāju, ka mums ir jāsāk cīnīties pret jebkura. Ja manipulācijas veidu mēdiem vai pilsēņiem vai valdības partijas miljardieri, oligārhi, platformas to veids. Atgādināšu sabiedriskās televīzijas principu un radio principu. Tā nav perfekta forma, taču tāda, kurā pilsoniskā sabiedrība līdzlemj, kas notiek un uh, kas notiek plašsaziņas līdzekļos un noteiktās programmās. Un jau tagad, manuprāt, ir dalība valstis, kurās demokrātiski viedoklis netiek vairs veidots. Un šajās dalība valstīs Kopenhāgenes kritērija, uzņemšanas kritērija vairs nav pildīti. Un līdz ar to saistošais jautājums, kā rīkoties nākotnē šādā situācijā. Otrs punkts. Otrs punkts ir jautājums par uzraudzību vai dialogu par tiesiskumu. Ļoti interesants bijušā konstitucionālā tiesneša Difābio priekšlikums, kas saka, to vairāk no politiskas diskusijas jāizņem un uh, juristu starpā jāizturas, ka jāizdiskutē līdz pat uh, Eiropas kopienu tiesai, lai šeit būtu tāda spēcīgāka uh, um, diskusiju. Manuprāt, tas ir interesants aspekts un varbūt, ka to mēs varētu arī nākotnē ievērot. Paldies un sirsnīgs veids par šo labi sastādīto atzinumu. Paldies tagad Jungs Sībiens. Paldies, priekšsādātāji. Arī no manis sveicu Kristiānu. Manuprāt, atzinums ir ļoti veiksmīgs. Domāju, ka ļoti nozīmīgi punkti ir izcelti. Viss ir darīts ļoti veiksmīgi. Gribu uzdot pāris jautājumus, kas varētu dot pievienoto vērtību šim atzinumam. Pirmkārt, jautājums ir par Eiropas pusgadu demokrātijai. Man liekas, ka uh, ir ļoti nozīmīgi uh, apzīmēt Eiropas demokrātijas vērtību. Mēs nevaram vienkārši turpināt tā, uh, ja mums nav tādas akurātas un skaidras metodas pārmaiņu izmēra apzināšanai, lai mēs varētu arī nosodīt pārkāpums. Ir daudz, kas izteikts dažādas atsauces par instrumentiem. Taču būtu ļoti labi, ja mēs nākotnes atzinumā varētu šo ceļu plašāk izskatīt. Uh, Mēs runājam par pilsoniskās sabiedrības um, paveikto. Ļoti interesanti ir iepazīties ar šo tematu. Ļoti interesanti, ka šeit tas tiek runāts, manuprāt, ir ļoti labi, ja mēs to ar uh, līgumu otro punktu apvienot. Pilnībā tev piekrītu, ka jebkura Eiropas Savienības finansējuma iespēja ir jāsaskaņo ar vērtību kopumu, tā kā tas ir norādīts otrajā punktā līgumā. Un uh, laba lieta ir tāda, ka šeit ir citu kolēģu viedokļi ietverti, nu, piemēram, Eiropas vērtība instruments vai arī caurskatāmība, nevalstisko organizāciju. Uh, organizācija un vispārējais. Un kopumā es gribu teikt, ka ārkārtīgi labi izstrādāts atzinums. Paldies! Un pēdējais runātājs Amarita Stringers. Jā, es vēlreiz atbalstīšu to, kas ir teicis. Kristians ir ļoti daudz satura ietvērs, un mēs varētu to arī citos atzinumos kā daļu pārņemt. Man liekas, ka tas ir nozīmīgi runājot par demokrātiju, demokrātiju Eiropas Savienībā. It īpaši runājot par Eiropas vēlēšanām būs eiroskeptiķi, kas gribēs Eiropas parlamentā strādāt, lai to no iekšpuses izpostītu. Un mums būtībā ir jāparāda tās negatīvās domas, kādi viņi ietnes mūsu diskusijās. Un tas, ko Džudija Maknaita teica ar Brexit, mēs apvienotajā karalistā redzam, ka ja dezinformācija, nepareiza informācija tiek uzņemta vēlētāju balsotāju vidū, tad tā tas ir, nu, viens piemērs, Nigels Farāšs pie liela lozunga un cilvēki, kas ir pie, uh, š, uz šī uh, plakāta, ir cilvēki, kas bēg no Sīrijas. Tas, uh, teiksim, netika nekādā veidā savādāk uzsvērts. Un tie, kas uh, to neievēroja un vienalga vēlēja, tie neietver šo patiesību. Un mums kā pilsoniskai sabiedrībai ir jābūt skaidriem. Uh, Un ja mēs redzam šos eiroskeptiķus parlamentā, nu, mums vismaz eh, vajadzētu norādīt uz, eh, uz to, ka tāda iespēja pastāv. Paldies, Kristiāna. Tagad divas minūtes, lai atbildētu. Nu, es varu tikai teikt sirsnīgi paldies jums visiem. Varu tikai atbildēt, ka tas ir kopīgs darbs. Daudz, kas uzstājās, aktīvi iesaistījās darbā. Jā, es domāju, ka ir tāds tā kā spin-off efekts. Proti pārņemt to citos dokumentos. Preses brīvība ir ļoti nozīmīgs jautājums. Demokrātijas eh, pusgads eh, par to var runāt un arī šeit redzam, ka tā ir Bēļģijas, Vācijas iniciatīva šādam demokrātijas pusgadam, un kopš vakardienas tā ir oficiāli arī formulēta, līdz ar to nu, mēs ļoti saulaicīgi esam mūsu atzinumu izstrādājuši. Un visur mums ir uh, jārunā par visiem jautājumiem, kas notiek. Un, uh, tā, tās lielākās briesmas ir nevis no ekstremistiem, jo šeit, nu, teiksim, ir zināms, kā viņus uztvert, bet tieši šeit es gribu teikt, ka ir ārkārtīgi satraucoši tas, ja augstākie šī Eiropas Savienības pārstāvji fašistisku diktatoru labas īpašības atzīst. Un tas ir tas, kas mūs ļoti satrauc un kam ir mūs ļoti jāsatrauc. Un es personīgi esmu satraucies, un tas nav atsevišķs gadījums. Tie aizvien biežāk eh, kā tādi parābās, parādās visās mūsu uh, valstīs. Mums ir jābūt uh, izturīgiem un arī uh, jāspēj pretoties tam, ja šāda attīstība turpinās. Paldies! Thank you so much. We'll... Paldies. Tagad turpināsim. Turpināsim grozījums. Grozījumi ir divi. Pirmais ir 6.16 un otrs ir sa, uh, stādīts, kas pret. Otrs ir sekojamo saviedots ar pirmo vai atzīstat to, vai kāds pret. Nē. Tagad balsosim, sākam balsot. Thank you. Vai jūs balsojat pret? Nē. Kristians Mūss balso pret viņa paša atzinumu. Nu, tā ir īsta demokrātija. Le vote est clos. Beidzam balsot. 542 eh, par, 2 atturējušies pieņemts. Paldies. We'll Tagad uh, SOP 554. Tas ir informatīvs ziņojums par ļoti nozīmīgu jautājumu personu ar invaliditāti reālās tiesības valsots Eiropas parlamenta vēlēšanās. Kristofs Paters, uh, tikai uh, diskusijas nav grozījuma un Šo dokumentu var nodot citām institūcijām. Kristof, lūdzu, 5 minūtes jums vārds. Good afternoon. The European elections are just around the Eiropas vēlēšanas drīz notiks, politiskā kampaņa jau ir sākusies. Daudzi runā par to, kā var paaugstināt iesaisti vēlēšanu laikās. Eiropas parlaments ir sācis kampaņu, šoreiz balsošu. Mēs, kā ekonomikas uh, un sociālajā komitejas um, deputāti, pievienojamies šai kampaņai. Daudz no mums ir nofotografējušies ar šo lozungu, taču liekas, ka lēmumu pieņēmēji un plašsaziņas līdzekļu pārstāvi domā par to, kā uh, motivēt uh, es pilsoņus uh, nobalsot, un tā nav vienīgā problēma. Parasti saka, nu kā vienmēr tas viss, bet neviens neievēro tos miljonus e, es pilsoņu. Uh, kuriem ir um, invaliditāte, kas arī vēlas, taču nevar nobalsot. Šis uh, ziņojums uh, personu ar invaliditāti reālās tiesības balsot Eiropas parlamenta vēlēšanās, to uh, vienbalsīgi pieņēma SOK uh, daļa martā, parāda Eiropas neglīto seju realitāti, kas ir uh, ļoti tālu no tā, ko sagaidām, uh, ko uh, pamat starptautiskiem juridiskiem aktiem un politiskām deklarācijām. Aptuveni 800 tūkstoši es pilsoņi no 16 dalību valstīs nevar teikt šoreiz balsošu. Viņi var uh, teikt atkal šoreiz uh, ne, man neatļauj balsot, jo nacionālās vēlēšanas neļauj viņiem balsot invaliditātes dēļ. Miljoni balsotāji tā vietā, lai teikt šoreiz balsošu, saka, atkal šoreiz nevarēšu balsot tehnisku vai organizatorisku barjeru dēļ, kas ir manā valstī. Katrā no 27 ES valstīm ir likumi vai organizatoriski eh, pasākumi, kas eh, dažus vēlētājus ar invaliditāti izslēdz no dalības eh, vēlēšanās. Astoņās dalību valstīs uh, kas nav spējīgs doties uz balsošanas iecirkni, nevar nobalsot, jo nav alternatīvo balsošanas formu. 12 valstīs nacionālā likumdošana neļauj izmainīt balsošanas vietu atkarībā no dzīves vietas, ar, kas būtu vienkāršāk cilvēkam ar invaliditāti. Lielākajā Daļā no balsošanas iecirkņiem nav piemērotu uh, ierīču, un bieži šo problēmu vienkārši nesaprot, jo uh, iet, vēlēšana iecirknis tiek uh, definēts kā pieejams tikai, ja ir. Uh, iespēja ar ratiņkrēsliem iebraukt, bet daudzas citas invaliditātes formas netiek ņemtas vērā. 18 dalību valstīs neredzīgie balsotāji nevar neatkarīgi nobalsot. Septiņās dalību valstīs balsotājiem jāuzraksta uz balsošanas dokumenta, reģistrācijas numuru vai partijas vārdu, par ko vēlas balsot. Un šī procedūra ir ļoti apgrūtinoša. Un gandrīz trešdaļā no ES valstīs uh, balsotāji kurus aprūp, eh, aprūpē 24 stundas vai kuri ir eh, slimnīcās, nevar nobalsot. Un dažās dalību valstīs persona ar invaliditāti pat nevar izvēlēties asistentu. Ja labākā prakse visās valstīs būtu um, ieviesta, tiktu radīta ideāla sistēma, kurā katrs ES pilsoņis varētu ne tikai pilnībā izmantot balsošanas tiesības, bet arī varētu izmantot uh, labāko, vienkāršāko veidu nobalsošanai. Un šī ziņojuma mērķis ir uzskaitīt aptuveni 200 pozitīvus piemērus dalību valstīs un dot informāciju visiem lēmu pieņēmējiem ES un nacionālajā līmenī, kā piemērot likumdošanu, lai atbilstu lielai ES pilsoņu grupai. Pilsoniskās organizācijas uh, un tie, kas aizstāv cilvēku tiesības, viņiem arī palīdzēs dodot instrumentus, lai palīdzētu pilsoņiem cīnīties nacionālā līmenī. Taču viņus nevar atstāt vienus pašus šajā cīņā. Mums, kā ekonomikas un sociālietu komitejai, jāpalīdz, jāpieņem lēmumu šodien un jāizplata šis ziņojums visā Eiropā. Es eh, domāju, ka šis ziņojums eh, palīdzēs radīt noteikumus, kas garantēs to, ka nākamajās 2024. gada par e, Eiropas parlamenta vēlēšanās visi pilsoņi varēs balsot, neviens netiks izslēgts, un šīs tiesības ir jāatzīst ne tikai kā juridisko tiesību daļu, bet pirmām kārtām un galvenokārt kā cilvēciskās cieņas jautājums. Paldies! Paldies runātāju. Saraksts izslēgts, eh, noslēgts pirmais runātājs eh, Balonkungs. Kšištof, paldies par šo ziņojumu. Tas tiešām ir par eh, ļoti ievainojumu cilvēku grupu Eiropā. Barjeras un um, atšķirības ir ļoti lielas Un tas ir nav tikai jautājums uh, par valstīm. Nu, kā piemēram, mans pārstāvētā valsts Polija. Jautājums ir ļoti nozīmīgs tādās valstīs kā, piemēram, Vācija, Francija un daudzās citās Rietuma Eiropā. Īsi aprakstot situāciju. Es domāju, ka šis ziņojums ļoti labi raksturē, ko mēs darām un to pasaulē darīt atzīstām. Tas ir tiešām ļoti liels panākums mūsu darbam un liels paldies par paveikto. Tiešām paldies! Paldies. Tagad Linas Lasjauskas. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es uh, esmu uh, izmeklēšanas grupas vadītājs un man ir tas gods uh, strādāt šai kapacitātē. Tādēļ gribu teikt, ka šis uh, sagatavotais uh, dokuments. Uh, Un Kšištof Patera paveiktais varētu būt piemērs mūsu komitejai, sagatavojot citus informatīvus ziņojumus. Un tas ir ļoti interesanti visiem, kas interesēs par šiem jautājumiem ES institūcijās un arī nacionālās organizācijās. Ziņotājs jau saka, ka deviņās dažādās dalību valstīs nav paredzētas iespējas um, cilvēkiem ar invaliditāti balsot vispār un ir ierobežojumi. Tas ir pretrunā cilvēku cieņas pamatprincipam. Balsošanas tiesības ir tā neatdamama sastāvdaļa. No otras puses redzam, ka situācija mainās, pat arī šeit 11 dalībvalstīs ir eh, dažādas izmaiņas eh, pēdējo trīs gadu laikā notikušas. Cilvēkiem ar invaliditāti ir plašāks iespējas eh, balsot. Esmu pārliecināts, ka mūsu iniciatīva turpinās šo progresu. Dažas dalībvalsts ir vēlējušās izmantot pārejas risinājumus. Es ticu tam, ka dažkārt vienkārši tādas subjektīvas novērtējums ir tam pamatā. Šogad eh, daudzās dalību valstīs eh, Eiropas eh, vēlēšanas sakrīt arī ar likumdošanas, likumdevēju vai municipālām pašvaldību vēlēšanām. Es gribu aicināt mans kolēģis šo ziņojumu izplatīt nacionālās institūcijām un iepazīstināt uh, cilvēks gan reģionos, gan pašvaldībās ar šo dokumentu. Tas ir ļoti nozīmīgi, jo mums ir jāizbals, jāizbeidz šī prakse dalībvalstīs, jo aptuveni 200 dažādu šķēršļu ir cilvēkam ar invaliditāti balsot. Un bieži vien arī pietrūks likumdošanas, lai atceltu šīs barjeras. Paldies! Paldies, nākamā runātāja Marīta Zvovska. Podai, hodně se mluví. Paldies, priekšstādātāja kungs, kā jau ziņotājs uzsvēra. Dalība vēlēšanās ir zema, mums jādomā, kā iedrošināt cilvēkus balsot. Un tajā pašā laikā ir cilvēku grupa, kas gribētu balsot un uh, dažādu šķēršļu dēļ to nevar. Bieži vien visās dalību valstīs ir likumdošanas vai tehniskas barjeras, kas novērš to, ka cilvēki, par kur runājam, varētu balsot. Kšištofs Paters ļoti labi analizē situāciju dalību valstīs par personu ar invaliditāti reālām iespējām. Tas nav tikai kritizēšanas jautājums, tas ir piemēra apkopojums, nekur situācija nav ideāla. Un ja atzīsta labos piemērus, tad a, tas dod plašāku iespaidu un ie spēju balsot. Vēlēšana iecirkņiem ir jābūt pieejamam un katram ir jābūt iespējam, kur vēlēt un kur tas ir labāk pieejams. Man liekas, ka šajā brošūrā vajadzētu uzskaitīt labās prakses eh, piemērus un teikt, ka tas arī ir plašs piemērs. Es gribētu arī eh, runāt par šīs eh, brošūras formātu Būtu labi, ja būtu arī audio formāts eh, vai braila eh, rakstā pieejams eh, dokuments, lai to varētu visā Eiropā izplatīt. Paldies, Marija. Tagad Jānis Velders. Gratulálok ez a... Paldies. Paldies, ka dodat man vārdu. Tiešām sveicu Paterkungu par sastādīto dokumentu. Ja ir tik liels atšķirības starp dalību valstīm vēlēšana tiesībās, vai nevajadzētu mēģināt izveidot tādu vienotu viedokli, lai pilsoņi Eiropā varētu baudīt uh, vienādas tiesības? Tas nu tikai tā kā jautājums. Paldies! Pietro Barbieri. Pietro Barbieri. Eh, grazie, prezidente. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu pateikties eh, Kristofam par viņa smago darbu kopā ar šo te grupu. Ir jāsaprot, par ko tad šeit ir runa. Fakts ir tāds, ka ja šis dokuments uh, tiktu pieņemts uh, miljoniem uh, cilvēku tiktu atņemtas tiesības balsot. Es eh, piedāvāju um, uz brīdi aizmirst vārdu invaliditāte, jo tas uh, uh, izskatās mūs noved no pareizā ceļa. Es šeit runāju par pilsoņiem, kuriem atšķirībā no citiem pilsoņiem nav tiesības balsot šis fakts pats par sevi e, taču būtu pietiekams, lai jebkurā valstī vēlēšanas padarītu par neleģitīmām. Es gribu ļoti skaidri par to runāt. Mēs šeit runājam par lielu skaitu cilvēku. Un e, tas pat būtu e, salīdzināms ar lielākās Eiropas valsts iedzīvotāju skaitu. Šeit es runāju par tādu ļoti izplatītu fenomenu. Uh, Proti ir e, Eiropas Savienības pilsoņi, kas nespēs balsot, un tas ir ļoti nopietni. Es domāju, ka mums visiem vajadzētu uh, iestāties par šī jautājuma risināšanu. Priekšstādātājiem mums ir jānodrošina, lai šis jautājums tiešām tiktu ņemts vērā. Tas ir izšķirīgi svarīgi. Demokrātijām minoritāšu tiesības ir jāaizsargā. Paldies! Suur aitäh, eesistuja! Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu pateikties ziņotājiem par šo pamatīgo atzinumu un par informāciju. Man galvenokārt eh, patīk eh, šie te juridiskie šķēršļi, kas šeit ir uzsvērti. Ziņotājs gan arī piedāvā uh, risinājumus, uzsverot, ka pieejamība ir ļoti svarīga. Arī mūsu organizācija dien dienā strādā pie pieejamības. Tas ir ļoti, ļoti sarežģīts jautājums. Ir dažādi ierobežojumi, dažādas hroniskas slimības, un tāpēc arī ir vajadzīgi atšķirīgi risinājumi, bet nav vienkārši eh, šos risinājumus izstrādāt, un tāpēc uh, mūsu soļi eh, visās dalībvalstīs ir eh, ļoti svarīgi. Šajā atzinumā ļoti labi ir eh, tas, ka arī juridiskais pamats un starptautiskās tiesības tiek uzsvērtas. Visās dalībvalstīs ir ratificētas starptautiskās konvencijas. Tas nozīmē, ka viņiem ir arī uh, jānodrošina vēlēšana tiesības cilvēkiem ar invaliditāti. Un visbeidzot, Igaunijā ir iespējams nobalsot arī elektroniski. Tas nozīmē, ka uh, cilvēki ar invaliditāti uh, var uh, būt aktīvāki vēlēšanās, viņi var nobalsot tātad no savām mājām, viņi var izmantot tehniskus palīgu līdzekļus, lai piedalītos vēlēšanās, un es ceru, uh, ka šie tehniskie risinājumi un digitālie risinājumi palīdzēs cilvēkiem ar invaliditāti vairāk iesaistīties uh, politikā un uh, lēmumu pieņemšanā. Paldies! Thank you. Paldies. Agnes Talmī, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. 2009. gada vēlēšanos eh, Eiropā Eiropas invaliditātes fórums uzsāka for, eh, kampaņu, lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti dalību Eiropas vēlēšanās. Un kampaņa uzsvēra eh, to, ka aizvien samazinās cilvēku ar invaliditāti aktivitāti šajās vēlēšanās, bet galvenais mērķis bija šai balsu skaitīšanai veicināt uh, lai cilvēki ar invaliditāti izmantot savu vēlēšanu, savas vēlēšanas tiesības un piedalītos 2009. gada Eiropas vēlēšanās. Un tāpēc ir tiešām nomācoši tas, ka vēl pēc desmit gadiem atkal ir joprojām 50 miljoni cilvēku, pilsoņu ar invaliditāti Eiropā, kuri joprojām nevar izmantot savas balsu tiesības. Tātad mums ir jāizglīto cilvēki ar uh, invaliditāti, par viņu politiskajām tiesībām, un mums ir arī jāizglīto valdības, lai šiem cilvēkiem dotu iespēju nobalsot. Ir jau labi veicināt uh, informētību, bet mums pašiem arī jāstrādā pie tā, kā tehniski var šīs balstiesības uh, īstenot, un tur arī ir vēl diezgan daudz darāmā. Uh, Un eh, es domāju, ka šis darbs ir jāvērtē pozitīvi, kas ir paveikts, bet svarīgi ir arī pateikt, ka eh, balstiesības ir cilvēktiesības, un tās būtu jānodrošina visiem mūsu pilsoņiem. Paldies! Paldies, Agnese, un tagad došu vārdu Jačikam Havčikam, kurš uh, bija pieteicies runāt, bet uh, viņa pieteikums nebija reģistrēts. Paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies, uh, godātais kolēģi, par šo ziņojumu. Ceļojot uh, uz Briseli um, un ceļā mēs uh, runājam par šo ziņojumu, un es zinu, cik svarīgs tev bija šis ziņojums arī tādā cilvēcīgā plānā. Jūs esat cilvēks, kurš pats pazīst šo cilvēku problēmas, un es ļoti cienu jūsu uh, darbu, Kšištof. Šajā ziņojumā mēs redzam tādu kā diagnozi, kur nedrīkstam ignorēt pilsoņi, kurus tas skar. Uh, viņiem ir jādod iespējas izmantot savus balstiesības, mums ir jārunā par šiem problēmām, tā pašā laikā arī jārīkojas un tās jārisina, jāicina dalībvalstis darīt visu, lai cilvēkiem ar invaliditāti ļautu piedalīties vēlēšanās. Uh, dot iespēju. Un eh, šajā ziņojumā, kuru cerams šodien vienbalsīgi pieņemsim, es ceru arī, ka būs tāds eh, visaptvarošs pēcdarbs. Mums ir jāveic eh, lobby darbs šeit Eiropas parlamentā, jo īpaši šim Eiropas parlamentam ir jāraida skaidrs signāls attiecībā uz to, ka jāsaglabā um, cilvēku invaliditāti tiesības, jāļauj viņiem uh, aktīvi piedalīties politiskajā dzīvē, bet arī dalībvalstīs par to ir jārunā, jācīnās pret šī problēma visur, kur tās vēl pastāv. Un visbeidzot, šis ziņojums nāk īstajā laikā, parāda pat teikt tādā ideālā brīdī, un tomēr gribētu pēc pieciem gadiem atgriezties pie šī jautājuma un izdarīt tādu kā izvērtējumu, paraudzīties, ko esam sasnieguši pa šo laiku. Lielas paldies! Divas minūtes uh, atbildēji. Liels paldies par uh, visiem jūsu labniem vārdiem. Un jautājums ir, kā mainīt realitāti. Šajā ziņojumā ir piedāvāti divi veidi - no augšas uz leju, tātad no Eiropas Savienības līmeņa vai no lejas no dalībvalsts līmeņa. Uh, Eiropas Savienības līmenis, tāpēc ir šī ceturtā sadaļa ziņojumā. Uh, Eh, tā ir diezgan apjomīga. Tur ir uh, divas opcijas. Uh, abos gadījumos pirmais juridiskais solis ir jāspēr Eiropas parlamentam, jaunievēlētajam Eiropas parlamentam. Vai nu jāmaina 76. gadā vēlēšanu kodeks, vai arī uh, jāpieņem ieviešanas noteikumu šīm vēlēšanu kodeksam. Tātad pirmais solis Eiropas parlaments, otrs solis visas dalībvalsts kopā. Vai tas ir iespējams? Es domāju, ka jā. Paraugieties, ja Eiropas Savienība uh, juridiski parūpētos par to, lai visi Eiropas Savienības pilsoņi, kas uh, dzīvo um, citā dalība valstī, ka viņiem ir jāsaņem tiesības balsot, kā tas ir noteikts ES juridiskajā lietvarā, tad nav iemesls, uh, uh, ka to nevar nodrošināt arī cilvēkiem ar invaliditāti. Uh, Otrs veids ir uh, spiediens no organizācijām, no lejas uz augšu. Un es gribētu uzsvērt, uh, ka organizācijas, kas cīnās par cilvēku ar invaliditāti tiesībām, gandrīz visu laiku uh, sastāv no cilvēkiem, uh, kas uh, ir ar invaliditāti, un tās nedrīkst atstāt uh, viens pašas. Un tāpēc mūsu ESK balss, kā Jaceks minēja, ir jāpauž skaļi Tā ir e, jāsadzird visā Eiropā, arī jaunajam e, Eiropas parlamentam, kas tiks ievēlēts. Jo man šķiet, ka atšķirīga uztvere ir tad, kad uh, cilvēki ar invaliditāti prasa ievērot viņu pamatiesības, un ja to dara citi, kas cīnās par viņu pilsoņu tiesībām, šī uztvere atšķiras. Um, un tas ir Tas iemesls, eh, kāpēc es gribētu jūs aicināt eh, atbalstīt šī ziņojuma izplatību visā Eiropā, eh, ārpus zāles, jūs atradīsiet brošūras sešās valodās, bet pēc divām, trim nedēļām būs pieejamas brošūras visās valodās. Tās tiks nosūtītas dalību valstu pilsoniskās sabiedrības organizācijām, lai tās varētu izmantot spiedienu izdarīšanai uz lēmumu pieņēmējumu nacionālā līmenī. Paldies, Kristof. Tagad uh, balsosim. Un ļaujiet man arī izteikt uh, pāris vārdus, atsaucoties uz Pietoru teikto. Šeit mēs runājam par pamattiesībām, kas ir jebkuram Eiropas Savienības pilsonim. Un kā jau um, mani informēja par uh, šī ziņojuma saturu, Kristofs mani informēja, Es eh, varēju pagājušajā nedēļā jau Eiropas parlamenta priekšsādātājiem Tajānī prezentēt šo eh, ziņojumu. Viņš būtu bijis šodien klāt pie mums, bet viņam nebija iespējams ierasties, viņam ir citi pienākumi, eh, jo viņš arī uzskata, ka tas ir skandalozi un ka tas ir jālabo. Uh, Eh, tātad eh, šīs sasaukums tuvojas noslēgumam, bet nākamajam parlamentam pēc iespējas drīzāk būtu jāsāk īstenot eh, spēcīga kampaņa, lai mainītu to, kas ir jāmaina. Un pagājušajā daļā man arī bija iespēja ombudē pie, um, prezentēt šo ziņojumu Railie kundzei, un viņu arī pozitīvi ietekmēja mūsu darbu kvalitāte, un viņa uh, saka, ka tas ir pirmais ziņojums Eiropas Savienībā uh, par šo tēmu, un viņi ir gatavi tiešām eh, sadarboties ar mums, lai mainītu šo situāciju. Mēs paraudzīsimies, vai Nacionālo tiesību sārgu sanāksmē būs eh, iespēja pie tā strādāt, un mūsu ziņojums varētu tad, eh, ziņotājs varētu stādīt priekšā šo ziņojumu. Tātad aicinājums nekavējoties rīkoties, uh, jau uh, tiek izteikts, un es uh, atbalstu, es aicinu uh, tagad aktīvi pieņemt šo ziņojumu, lai raidītu signālu citām institūcijām, ka esam paveikuši nopietnu darbu, bet ka arī uh, vēlamies turpināt šo uh, darbu. Sākam balsot! Priekšsēdētājs runā bez mikrofona. Tagad SC 052 ES nākotne, Savienības iedzīvotāju ieguvumu un Eiropas vērtību respektēšana. Īspēc atzinums, ko pieprasījusi Eiropas Savienības padomas prezidenta valsts Rumānija ziņotājs tagad ieradīsies šeit pie galda, lai um, prezentētu dokumentu. c'est pas la dizaine, donc. Euh, on... <laughs> et, et mais toi, tu es très bien. Yes, please go. Thank you very much and. Uh... Paldies un esiet sveicināti visi. Kā jau tikko izskanēja, šo atzinumu pieprasīja Rumānijas prezidentūra un. Procedūra notika divās sekcijās, eko un sok nodaļa sekcijā, un es vēlos uh, pateikties visiem par atbalstu abās sekcijās. Kā jau jūs redzat, šis ir uh, samērā plašs dokuments, bet ne tik plašs, kā mēs būtu vēlējušies. Mēs būtu varējuši sarakstīt grāmatu vai pat divus, ja mēs būtu vēlējušies iekļaut visu, kas izskanēja trīs apakškomitejas sanāksmēs. Un es izmantošu iespēju, lai pateiktos visiem apakškomitejas locekļiem par viņu atbalstu, komentāriem, ieguldījumu un arī vēlos pateikties līdzziņotājiem, jo mums bija jāpieņem ļoti ātri lēmumi un mums izdevās, manuprāt, sagatavot labu galvu dokumentu. Ar šo atzinumu mēs mēģinājām izveidot ļoti noderīgu tekstu politiskajai sanāksmei, kura notiks Sibju, un mēs mēģinājām pirmkārt sniegt mūsu viedokli par to, kā turpināt strādāt, kā arī ņemt vērā iepriekšējos atzinumus un mēģināt atzīt to labumu, ko dalība Eiropas Savienība Eh, sniedz Eiropas pilsoņiem un domāju, ka kopā mums beigās tas visiem izdevās. Protams, dokuments ir nedaudz. Ir eh, samērā garš, mums bija jās, eh, jābalstās uz to, tā skaitā, ka šis ir ļoti svarīgs vēlēšanu gads, kad dalību valstīs tiek Eh, pieņemt politiski lēmumi, tā tas būs arī Sibiju pēc eh, mēneša. Un tad, kad mēs runājam par labumu Eiropas pilsoņiem, tad šeit ir vesela nodaļa - ekonomiskā savienojamība, pastiprināta politiskā sadarbība, Eiropas um, vienotais tirgus un brīva uh, pārvietošanās, kas rada ārkārtīgi daudzas uh, gan profesionālas, gan citas iespējas. Tāpat arī pilsoņi var izmantot savstarpīgu veselības aprūpi, atrodoties citā Eiropas dalībvalstī. Eiropas sociālais modelis eh, palīdz uzlabot darbu un dzīves apstākļus. Un tad, kad mēs runājam par ekonomisku ilgtspējīgu attīstību, mums ir jāatzīst, ka Eiropas Savienība ir uh, Eh, lielākais tirgus un otrā plašākā valūta, lielākā tirzniecības lielvara un arī lielākais eh, humānās palīdzības sniedzējs. Tāpat arī ir jāatzīst tas, ka eh, pabeigt ekonomikas un monetārā savienība iekļaus, piedāvās Eiropas pilsoņiem jaunu laikmetu ar vienotu valūtu, samazinot transakciju izmaksas, samazinot ārvalstu valūtu maiņas kursu riskus, vienlaicīgi nodrošinot lielāku caurskatāmību un mazinot investīciju riskus. Tāpat arī ir Eiropas uh, sabiedrības, ir labklājības sabiedrības, tomēr pastāv lielas plaisas sociālajā kohēzijā visur Eiropas Savienībā un ir jāmēģina mazināt uh, atšķirības starp dalību valstīm, konverģences virzienā uz augšu dzīves un darba apstākļiem, tas veicina mobilitāti un lab, labklājību. Un tā kā manā rīcībā nav pārāk daudz laika, tad uh, es došu tagad vārdu Stefanam un pēc tam mēs pāriesim pie grozījumiem, kurus mēs ņēmām, mēģinājām ņemt vērā it īpaši tiem, kas tika iesniegt pēc pēdējās sanāksmes un Mēs mēģinājām arī iekļaut tos tekstās. Katrā ziņā mēs eh, mēģinājām respektēt visu komite, apakškomitejas locekļu viedokli, bet mums atsevišķas grozījums nācās noraidīt. Stefana. Priekšsēdētājs, paldies! Es mēģināšu izteikties eh, īsi. Atzinuma virsraksts ir svarīgs, tā ir Eiropas Savienības nākotne un iespējas Eiropas pilsoņiem. Protams, kā par um, ieguvumiem iedzīvotājiem tāda ir tik daudz ikdienas dzīvā, ka mūsu līdzpilsoņi, mūsu dalībvalstīs, katrā um, nācijā ir tik tālu pie tā pieraduši, ka vairs pat tās neaptver un neapzinās, ka šie ieguvumi nāk no Eiropas veidošanas. Tāpēc atļaušos eh, atgādināt, ka apzinumā ir īsts sarakstots, bet arī uzskaitīšu to, ka eh, norādīšu to, ka esošie labumi nav nejaušības rezultāts, bet ka tas ir um, ilga darba rezultāts. Un tālāk eh, jautājums par nākotni. Arī šeit mēs nevēlējāmies noniegt. Eh, nav nekas sliktāks, kā dzīvot eh, noliegumā, un tad var nonākt pie ārkārtīgi lielas spriedzes. Dzīvot nolieguma atteikties redzēt to, kā pilsoņi viss caur Eiropas Savienībā ir tādi, kuri kritizē vai Un ir, protams, tendence vienmēr meklēt uh, eh, grēkāzi lūk, tas ir populisms, tā ir krievu propaganda, tie ir eiroskeptiķi vai antisistēmisti, bet ja antisistēmisti vai eirokritiķi ir, var ietekmēt sabiedrisko domu, tas nozīmē, ka tie pauž sabiedriskās domas uh, zināmas bažas, un uz to ir jāprot rēģēt. Ja Eiropas Savienība nesniegs eh, atbildes uz to, ja ir jāmeklē Eiropas perifērija atbildi uz globalizāciju, tad Eiropas Savienībai var būt sarežģīta nākotne. Paldies, Stefan! runātāju liste ir pabeigta, sākam sarunas. Pirmais runātājs Sārnā Morogaleski, kas bija apakškomitejas priekšsēdētāji, uz, e, kurš bija priekšsēdētājs apakškomitejā. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlos pateikties referentam un e, ziņotājiem, līdziņotājiem par paveikto darbu un bija vienā dokumentā jāiekļauj ļoti dažādi temati attiecībā uz Eiropas nākotni un diskusijām par to. Kolēģi ir iesnieguši arī grozījumus, kas paredz uzlabot līdzsvaru starp ekonomiskajiem un sociālajiem tematiem, lai varētu pilnībā atspoguļot eh, ekosoku viedokli par Eiropas nākotni. Manuprāt, vissvarīgākais atzinumā ir uh, uz sociālo progresu attiecināmais šī nodaļa, un es uzskatu, ka vairāk ir jādara Eiropas pilsoņiem, strādājošajiem ģimenēm. Mums ir jāveicina konverģence virzienā uz augšu, eh, konverģence dzīves apstākļiem, darba apstākļiem Eiropas Savienība nevar atļauties to, kā cilvēki ar līdzīgiem darba apstākļiem un produktivitāti eh, kontinenta austrumos saņem piecas reizes mazāk atalgojumu nekā rietumos. Mēs nevaram atļauties divu ātrumu Eiropu. Un viens no pasākumiem konverģencē virzienā uz augšu ir ietvers minimālajiem atalgojumam. Un visbeidzot, eh, koncentrējoties uz šādu algu konverģenci mēs varēsim apkarot populismu un antieiropeiskas sajūtas, jo Eiropai ir jāstrādā visu un ne tikai dažu interesēs. Un es uzskatu, ka mūsu grozījumi koncentrējas uz šādiem jautājumiem, kā uh, vienlīdzīgas sabiedrības, iespējas uh, un viss eh, svarīgākais sociālo partneru autonomija. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Šķeļevģievs Minī. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es strādāju šajā darba grupā, kurā bija ļoti interesants un bagātīgs debats, jo vienlaicīgi vajadzēja e, veicināt Eiropas vērtības un e, pilsoņu intereses un būt ar kritisku skat, skatienu. Es domāju, ka šis ziņojums ir jāskata. E, Eh, saistībā ar pirmo ziņu un par Sibiju, jo šie teksti ir zināmā mērā saistīti un šis teksts ir sarakstīts ņemot vērā iepriekšējo, kuras tikko nosauc. Un tāpat arī eh, nodaļa attiecībā uz apkārtējo vīdi ir mērena, lai ņemtu vērā to, ka ilgtspējas aspekts ir pietiekami attīstīts pirmajā tekstā. Man uh, izpratnē būtisks ir ilgtspējas aspekts tajā, ko Eiropa var dot tagadnē un nākotnē, un lai vērstu uzmanību uz to, kā šie teksti tiek saistīti kopā. Tāpat arī es vēlējos norādīt vēlreiz, ka šie teksti ir jālas kopā un jābūt ar pozitīvu un kritisku skatienu uz Eiropas Savienību, ko tā var dot pilsoņiem un jāsako. Uh, austrumu rietumu aspektiem ļoti attīstīti mūsu grupā, kas ir viens no, viena no teksta pievienotajām vērtībām. Paldies! Uh, Anna de Molēna uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Es eh, pievienojos darba grupai eh, trešās sēdes laikā kā aizstājēji, un šī teksta sakarā varu teikt, ka mums ir pienākums izcelt eh, priekšrocības un ieguvumus mūsu pilsoņiem no Eiropas Savienības, bet arī pienākums būt objektīviem attiecībā uz to, ko dara vai nedara vai nepietiekam dara Eiropas Savienība. Un šajā gadījumā es domāju par uh, sociāliem sasniegumiem mūsu Eiropas pilsoņiem. Muftā kungs pilnīgi pareizi norādīja, ka ir vajadzīga konkrēta atbilde mūsu pilsoņu bažām. Atgādinu, ka sociālās nevienlīdzības pieaug, tāpat tikko izskanēja tas, ka mums nav ir izdevies iznīdēt nabadzību Eiropas Savienībā, lai gan bagātība pieaug. Vēl ir daudz jādara, lai uh, produktivitātes pieaugums novest pie proporcionāla atalgojuma pieauguma. Un es šeit pat nerunāju par kvalitatīvu sociālo nodrošinājumu, kas nav pieejams visiem vai nav pieejams vairākās dalībvalstīs, un tāpēc vēršu jūsu uzmanību uz to, ka grozījumi, kurus piedāvā grupas kolēģi, ir sagatavoti, lai izceltu tos pūliņus sociālajā jomā Eiropas Savienībā, kas ir jāpieliek, un pilnīgi noteikti ar šiem grozījumiem tekstā ir jāpanāk līdzsvars, lai tas būtu ticams, kā arī tā viengabalainība attiecībā pret iepriekšējo tekstu, uzklausīt Eiropas pilsoņus ilgspējīgai nākotnēji Mums ir divi atzinumi šeit, pat ja tie būs sapienoti un salikt kopā, tomēr ir jābūt līdzsvaram tajos. Un es aicinu ziņotājus pieņemt e, grozījumus, kas e, pieļautu šādu līdzsvaru atgūšanu. Un tagad e, uz brīdi es nododu vadību Izabelai Kaņo būšu pēc brīža atpakaļ. Paldies! Nākošais runātājs varbūt tik un uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētājs. No savas puses man ir jāsaka, ka es atbalstu iepriekšējo kolēģu sacīto, kuri izteicās no manas grupas. Arī es strādāju šajā pētījumu grupā un, manuprāt, bija nopietnas izaicinājums runājot par stratēģiskiem jautājumiem Eiropas un atzinumu Eiropas Savienības nākotnē. Mēs runājām arī par šiem aspektiem tekstā par Sibiju un pēc Sibiju un pēc tam vēlāk mēs runāsim par manu atzinumu par cīņu pret dezinformāciju. Manuprāt, šīs ir savstarpēji saistāmas lietas. Ziņotājs ar līdziņotāju. Domāju, ir saskārušies ar visai grūtu uzdevumu. Viņi strādāja pētījumu grupā kas piedāvāja vairākus tematus, ņemot vērā to, ka šis temats ir visai plašs, bet vienlaicīgi ir, bija, e, bija vērojama liela atvērtība un liela pieejamība. Un ir e, tas jānosauc ziņotājiem par labu. Es domāju, ka Šis teksts ir jāpieslīpē, ir jāpanāk labāks līdzsvars sociālajā aspektā, un tāpēc mēs esam iesnieguši grozījumus. Mēs runājam par pilsoņiem, bet nedrīkst aizmirst to, ka e, ļoti būtiska e, sadaļa attiecas uz sociālajām tiesībām. Paldies! Nākošais runātājs ir Pecīnīgs. Paldies, priekšsēdzētāji. Es nepiedalījos eh, eh, pētījumu izpēc grupā, bet ar tekstu iepazīs, iepazinos un man tas eh, likās ļoti interesants. Tomēr būs jāpieliek vēl nopietni pūliņi tā sagatavošanai līdz pilnībai, jo lai mēs ņemtu vērā. Uh, pilsoņu cerības attiecībā uz Eiropas Savienību, un ja mēs pa, eh, salīdzinām eh, periodu pirms 25 gadiem un tagad, tāds ir milzīgas atšķirības. Tā jā, ka šo gadu laikā pilsoņi ir zaudējuši piedarības sajūtu Eiropai, jo ļoti daudzi no tiem aspektiem, kas bija būtiski mūsu pilsoņiem, ir palikuši tikai vārdu līmenī, un reālas darbības nav pabeigtas. Mēs šeit nereti runājam par Eh, Eiropu dažādos citās tirdzniecības, piemēram, izpratnēs par vīnu pudeļu skaitu, ko var pārvadāt no vienas valsts uz otru, tāpēc, ka vairs nav ne, eh, robežu vai muitas, bet ir jārunā pār citiem aspektiem, ir jārunā pār uh, vairāk par vienoto tirgu. Šobrīd vēl vienotais tirgus nav pabeigts. Mums ir jāsakārto šī problēma un iespējams, kā tādā veidā daudzus aspektus varēs atrisināt, bet katrā ziņā paldies par šobrīd paveikto. Nākošais runātājs Švita kungs. Paldies, paldies, priekšsēdājs kundze. Es gribu uh, atbalstīt iepriekšējo runātāju teikto. Un tad, kad mēs sākām strādāt pie šī dokumenta, mēs konstatējām, ka ir vēl otrs dokuments Insībiju un ir otrs dokuments ar lielu interesi iepazināmies ar šo dokumentu. Un konstatējām, ka dokumenti nepārklājas. Tādēļ ielūdzām arī ziņotājs diskusēt par tiem. Tās bija ļoti auglīgas diskusijas un piekrītu tam, kas tika teikts un pieminēts, ka abi dokumenti būtībā jālasa kopā. Ja lasam abus kopā, tad a, ar šiem dažādajiem uzsvariem lūdzu tad tos grozījumus, ko izsniedzām, turpin to loģiku, par kur diskutējām, un kopējā lasījumā tiktu akceptēta. Citādi tā ir pretruna. Nu, nevis pilnīga pretruna, bet nu, nedaudz tomēr pret to, par ko kopā jau šodien diskutējām un ko kopā pielēņojām kalām. Tātad mans lūgums ziņotājiem lūdzu paraugieties uz grozījumiem, lai radīt atbilstību starp abiem dokumentiem un to arī a, atbalstīt. Paldies! Merci. La... Paldies, tagad Kratika kungs. Jā, paldies. Man liekas, ka ļoti labs dokuments un parāda plašu jautājumu daudzumu ļoti skaidri. Varu pilnībā saprast, kādēļ daži kolēģi saka, ka ir tikai interesēti sociālajā daļā, bet es gribētu iedrošināt visus izlasīt eh, ne tikai sociālo daļu, jo es domāju, ka ja mēs neakceptējam pamata daļu par ekonomiku, kas jā, ir eh, ilgspējīga un attīstās, tad nevarēsim virzīties uz priekšu un būt problēmas ar komunikāciju. to nevajadzētu vērtēt tā kā kontinentu vai Eiropas Savienību, kas praktiski pusi no uh, visa izdod sociālā aizsardzība aptuveni 20% iedzīvotāji, ka tas attīsta sociālā nevienlīdzība. Mums jāmaina ir tas, kā mēs uh, komunicējam, kā mēs runājam par šiem jautājumiem. Pilnīgi piekrītu pamata principiem, mums jādod piemērs un jāpārstāj sūdzēties. Bet lai varētu šo naudu iztērēt. Mēs ļoti aktīvi un daudz esam strādājuši. Un mēs varam, protams, vairāk naudas no valsts piešķirt tiem, kas to saņem. Un nav tā, ka ražīgums ir Austrum Eiropā tāpat, tāds pats kā pārējā daļā. Mums jātiec uz to, un ir dažas atšķirības starp austrumiem un rietumiem, tādas ir. Līmenis vēl nav tāds, kā bija. Un noslēgumā. Lūdzu, nu, nav uh, sarežģīti sākt drukāt naudu un uh, tās valstis, uh, kurās uh, ir uh, lielākie parādi, bieži vien to dara visplašāk. Paldies. Paldies tagad Tederskundze. Paldies! Sākumā gribētu teikt paldies dokumenta sastādītājiem. Es sastādot šo dokumentu nebiju iesaistīta un tikai tagad pirms plenārsēdes esmu šo dokumentu izlasījusi. Mēs runājam par sociālajiem jautājumiem, taču es gribētu šeit vēl vienu aspektu izcelt. Šeit tiek runāts par ļoti daudziem tematiem. Es gribu īpaši pateicīga ziņotājiem par to, ka viņi drošmīgi runā un runā par uh, Eiropas uh, atvērtību. Uh, Man liekas, ka Eiropa un daudzas dalību valstis pat labi ir tādā lēma pieņemšanas brīdī, vai mēs atklāti turpināsim runāt vai vairāk protekcionismas pasākums veiksim. Esmu ļoti gandarīta par to, ka mēs šeit skaidri pasakam, ka protekcionisms nenāk pilsoņiem par labi. Tas ir ļoti labi. Un it īpaši tas ir brīdis, kad paraugoties apkārt, redzam attīstību Pirms um, nedēļas uh, Eiropas parlamentā tika teikts, ka Eiropas komisijai nav jādod uh, mandāts, uh, lai sāktu uh, sarunas par tirdzniecības nolīgumu ar apvienoto karalisti. Tas um, par to bija vīlusies. Un dokuments, par ko mēs tagad runājam, ir ļoti labs, un es par to balsošu. Paldies, tagad Wolfgangs, Wolfgangs Raiferts. Jā, paldies, priekšsēdētājs. Nu, es uh, saku, ka un atzīstu, ka darbs bija sarežģīts, eh, par daudz ko jau tika runāts, arī atbilstošā koherence. Tika norādīts uh, arī par Sībio atzinumu Es domāju, ka otrās grupas grozījumi arī būs labi uzņemti. Arī pilnā apjomā un atbalstīt, lai situācija būtu saskanīgāka. Taču īsti nesmu gandarīts par šo dokumentu. Jau par to runāju. Grozījums iesniedz ir pāris punkti, par kuriem šeit eh, komitejā runāju. Un domāju, ka daži izteikumi nav īsti atbilstoši tam, ko sakām. Nu, piemēram, 5-6 punkts par tirdzniecības politiku. Tam nevaru pie. Uh, eh, Krista, es ir noslēgusi visaptverošas tirdzniecības nolīgums, lai palielinātu preču un pakalpojumu apmaiņu, vienlaikus aizsargājot un uzlabojot darba ņēmēju tiesības un ņemot vērā vidas problēmas. Lūdzu, par kādiem pēdējā laika tirdzniecības nolīgumiem mēs runājam? Neatzīstu to. Japānas līgums, Kanādas līgums. Un tur absolūti nav darba ņēmēja tiesības un vidas tiesības nodrošināts tāpat, kā, kā gribētu. To nevaru atbalstīt. Un tālāk saka, es arī turmāk būtu jāatbalsta brīvtaisnīga un ilgspējīga tirdzniecība daudzpusējā sistēmā. Uh, Nu, nevar to tā atbalstīt šeit, teikt kaut kas rakstīts, kas neatbilst. Un arī aizsardzības politika, arī komitejā bija ļoti atšķirīgi viedokļi, un man tiešām šajos divos jautājumos ir problēmas uh, piekrist. Ja otrās grupas grozījumi tiks uh, pieņemti, tad, nu, varētu varbūt arī domāt par atbalstu. Paldies! Paldies! Uh. Jakobs Počivačeks. Nu, varbūt, ka neizrunāju labi jūsu vārdu. <laughs> Uh. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jūs tomēr ļoti labi izrunājāt manu vārdu. Paldies, un paldies um, ziņotājiem par um, sagatavoto atzinumu. Viņi ir pievērsušies ļoti prašam jautājumu lokam. Mēs runājam par Eiropas nākotni, tāpat kā par Sibiju. Krīzes brīdī un arī pēc krīzes daudzi Eiropas Savienības pilsoņi uzdod jautājumu, nu kāda tad ir Eiropas Savienības priekšrocība. Daži redz priekšrocības plašāk nekā citi Eiropas pilsoņu subjektīvi iespaidi tiek vērtēti par ES liederīgumu, par spēju risināt problēmas, par aktuāliem izaicinājumiem. Un vienā noteiktā brīdī, ja mēs runājam par priekšrocībām, kādi ir Eiropas pilsoņiem un arī par tām problēmām, kādas mēs runājam un kādas mēs varētu atrisināt. Tādēļ esam piedāvājuši dažus grozījumus otrajā grupā ar domu, ka mēs varētu uzlabot šo dokumentu, insīviju. Daži no iepriekšējiem runātājiem arī to uzsvēra. Spēcinot Eiropas Savienību, tā varēs labāk parūpēties par uh, pilsoņiem, labāk nekā atsevišķās valstis un valstis vienotais tirgus arī ir eh, nepieciešams eh, kopēji noteikumi, tāpat arī labāki noteikumi pilsoņiem varēs tikt radīti. Ar grozījumiem mēs eh, varam mūsu viedokli vēl ietvert un tekstu uzlabot, taču mēs domājam, ka nu, tā periodiski vajadzētu šādus atzinumus veikt lai uzsvērtu tās priekšrocības, kādas pilsoņi bauda. Un tāpat arī uzsvērt visu to, ko Eiropas Savienība dara pilsoņu labā. Jā, labi, paldies. Tagad uh, referenti var atbildēt, ziņotāji var atbildēt. Paldies, priekšsēdētāji kungs, un paldies par uh, jūsu vārdiem. Nu, pavisam īsi, Vakalevska kungs. Uh, jau uzsvēra sastā sadaļa ir ļoti nozīmīga, bet arī viss dokuments ir ļoti saskanīgs šajā izpratnē. Savīnī kundze, jā, šī saikne, un to uzsver arī Šmita kungs. Strādājot pie šī dokumenta, mēs konstatējam, ka abi atzinumi virzās vienā virzienā un ir ļoti labi, ka uh, ir šī saskanība starp atzinumiem. Protams, esmu ļoti gandarīts par to, kā tas notiek. Gamelēns kundze, jā, ir nozīmīgi, e, lai būtu atbildi uz ES pilsoņu prasīto, es jātuvinās Eiropas pilsoņiem, un mēs ļoti skaidri to mūsu atzinumā pasakām. Par Bučī kundzi liels paldies par jūsu slavinošiem vārdiem, paldies par uh, kopā paveikto darbu. Domāju, ka daudzi otrās grupas eh, deputāti pieminēja grozījumus, un man tas ir vēlreiz jāuzsver. Mēs mēģinājām dokumentā visu to iestrādāt, eh, par ko varējām vienoties apakškomiteju sēdēs, it īpaši arī pēdējā. No abām grupām varējām to iestrādāt, lai sabalansētu situāciju. Pēc cienīgums, jā, protams, dokuments mainīsies kopā ar Eiropas Savienību, virzoties uz priekšu un pilnībā piekrīt tam, ka daudzi cilvēki nesaprot, ka mums ir gan iekšējais tirgus un daudzi pilsoņi viņiem mēģinam uzsvērt priekšrocības, kādas ir Eiropas Savienībai. Un šo dokumentu mēģinam veidot arī to labāk, kas vienkārši mēģina to izlasīt. Šmita kungs, jā, protams, šo abu dokumentu saskaņotība mums vajadzētu diskutēt kopā. Un man vairāk nav laika, lai turpinātu manu uzstāšanos. Paldies, paldies, Mihai. Tagad Stefanam vārds. Jā, paldies priekšsēdētāji kungs. Nu, pavisam ātri Rakaļievska kungs. Jā, ir skaidrs, ka ir nepieciešama Eiropa, kas ir aktīva un darbojas, un nevis divu ātrumu Eiropa. Tajā pašā laikā minimālā a, a, alga, tas nav tas nozīmīgākais, bet a, pirktspēja ir a, nozīmīgāka. Kāda ir pietiekama labam dzīves līmenim? Silvīnija kundze, ilgtspējība. Jā, ļoti labi šis teksts tika skaidrots. Dovelens kundze, es. A, Piekrītu jūsu viedoklim. Un pēc tam, ka sistēma, komunistiskā sistēma Eiropā sabruka, likās, ka stāsts ir beidzies, un tas tagad tā likās visiem. Nu, es gribētu teikt, visai pasaulē. Mm. Un tagad šī neoliberālā globālā pasaule nu, faktiski ir iedibinājusies un ir tāda, ka šī, šīs sistēmas atstāta novārtā darba grupā, mēs par to arī runājam, tie ir geogrāfiski, ir nu, tāda reģiona, kas ir piemirsti, nu, arī sociālā ziņā ir tādas grupas, kas ir piemirstas. Un jāsaka, par to nav īpaši daudz informācijas, un domāju, ka Francija šobrīd maksā cenu par to. Varbūt šī kundze. Jā. Yeah. Tīri arī sociālā ziņā šeit svarīgi aspekti. Svarīgi pārliecināties, ka tautsēmniecība ir spēcīga, lai šīs problēmas atrisinātu. Pilsoņiem ir jāsajūt, ka viņi ir daļa no tā visa. Nu, vienalga, vai viņi no Itālijas vai Francijas vai, vai Vācijas. Bet tā pirmā piedarības sajūta ir tā, kas rodas tā vietā, kur viņi dzīvo, tajā brīdī, tajā reģionā, kur viņi dzīvo. Un pat, pat es domāju, tas ir pat tādā ciemu līmenī. Eiropa, kā jau jūs zināt, ir, nu, jā, tāda vienota ēka, bet ir jau ļoti dažādi atsevišķi uh, leņķīši, tad, nu, mazi dzīvoklīši šai kopējā ēkā, un viņiem ir jājūtas piederīgiem arī šai sajā dzīvoklī. Jūs esat pārstā, pārsniedz savu uzstāšanās laiku, tāpēc lūkšu jūs uzstāšanos beigt, saka priekšsēdētājs. Nu labi, līdz ar to pāriem pie grozījumu izskatīšanas. Pirmam kārtām desmitais grozījums. Nu, šķiet, ka pie, pieņemts, ja? Nav neviens pret. Nepaldies. Trešais grozījums par piekto piekto punktu. Galēvičs tas ir anulēts. Atsaukts. Līdz ar to 12. grozījums par 5.5 punktu. Pārcona Andersona Mulvečs. 1, 2, 3. Eh, Pārakstītāji gribētu lūgt jūs stoties kājās. Kas prezentēs šo grozījumu? Andersons skolu. Priekšādātā paldies. Šis ir ārkārtīgi labs atzinums. Un tomēr arī labos atzinumos Mm, ir iespējami tālāk uzlabojumi. Un domāju, ka tad, kad runājam šeit par teksta sadaļu, kur runāts par cīņu pret nodokļu krāpšanu, nu, kaut kādu iemeslu dēļ PVN krāpšana šeit netiek pieminēta. Un domāju, ka pilnīgi noteikti tam te vajadzētu parādīties, jo komiteja taču ir paudusi savu viedokli arī par PVN, nesmaksātā daudz, daudzumu proporcionālo apjomu un tā tālāk, un mēs ļoti strikti vēlamies pieprasīt šeit dažādas uzlabojumu mērs. Nu, un tāpēc uh, ierosinam. Uh, Nu, tā tad nevis mm, jaunas nodokļus federālā līmenī, jo par to taču šī komiteja savukārt nekad nav vienojusies, un šeit arī dalība valstis neko tādu nevar mm, pieņemtu. Nu, tad tāpēc es domāju, ka šeit svarīgi ir pieminēt PVN krāpšanu. Zinu, ka tas ir atzinums pēc Rumānijas prezidentūras e, pieprasījuma, un Rumānija ir tieši tā valsts Eiropas Savienībā, kur virs augstākais PVN, nesmaks, nesmaksātā PVN apjoms. Krister, paldies, debatas tagad nes, neturpinās, nē. Nu, vēl kādi referenti, es atnojos ziņotāji. Anderson kungs, mēs par to jau visu ekos, sadaļ, ekos sadaļā runājām, un pēdējā apakškomitejas sanāksmē tieši tāpat. Jūsu priekšlikums šai grozījumā cenšas svītrot to, ko mēs esam ierakstījuši jau citā atzinumā, un tāpēc mums tas bija jānoraida. Uh, Um, šķiet, man tieši priekšā šobrīd šī dokumenta nav, bet esmu pārliecināts, ka tas bija Tries Pinto e, kunga atzinums, kur tas jau parādījās. Un jūs tagad vēlties svītrot to daļu, kas ir iepriekšējos atzinumos jau iekļauts. Tāpēc nevarējam šo jūsu grozījumu pieņemt. Nu tad sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. 75 par 98 pret grozījums noraidīts. 11. grozījums par 5.6 punktu. Arī šeit ziņotājs to noraida. Pīlskundze, Pērensons kundze, Pīlkungs, Pērensons kundze, jūs vēlaties izteikties? Jonatan, lūdzu. Priekšsēdētā, paldies. Šis ir visā citādi ļoti labs paragrāfs, 5.6. Tur ir daudz kas teikts un pareiz teikts par pašreiziem tirniecības nolīgumiem, bet bija visai pārsteigts, ka, piemēram, atsauce konkrēti uz Japānu tika izņemta no šī dokumenta un ļoti vēlā laika posmā. Es un Japānas nolīgums taču faktiski ir pavērsiena akmens. Pirmais tāds jaunās paudzes eh, tirdzniecības nolīgumu variants, īpaši attiecībā uz eh, tālajiem austrumiem. Un es domāju, ka tas ir jāpiemina, jo gal galā tieši šeit runājam par atbilstīgu tirdzniecības pieeju. Nu, vienalga, kā mums, kā mums tas arī nešķistu, šis Japānas nolīgums ir diezgan īpašs un, nu, un tādējādi gribētu, lai atsaucas to tiek atkal iekļaut. Ziņotāji kungi, pīlkungi, paldies! Mums ir bijušas diskusijas par to visu pēdējā apakškomitejas sanāksmē. Vigrājkungs nu pat jau pirms pāris minūtēm teica, ka viņš neuzskata, ka tirniecības nolīgums ar Japānu un Kanādu pilnībā tomēr nāk par labu Eiropas Savienībai. Nu tad jūs redzat, ka pastāv viedokļu atšķirība. Mūsu komitejā pat Un tā kā mēs nevarējām par to vienoties, tad taču atsauci arī neiekļāvām šai dokumentā, cenšoties respektēt to darbu, ko esam paveikuši kopīgi, līdzīgi kā tas ir citos grozījumos. Tāpēc mums bija jānoraida šis pamatojoties uz iepriekšējām diskusijām, jo bija nu, atsevišķi apakškomiteja locekļu iebildes par to, tātad par Japānas un Kanādas iekļaušanu, minēšanu šai punktā. Paldies, sākam balsot! Beidzam balsot. 73 par, 111 pret, 11 atturējās, noraidīts. Otrais grozījums par 5.6 punktu, to ziņotāji pieņem, vai ir kāds pret? Labi, tad pieņemts Um, arī 6.2 arī ziņotā pieņem, neviens nav pret, labi, pieņemts. Sastais grozījums par 6.3 punktu ziņotāja to noraida. Viens no grozījuma sagatavotājiem, anē, te ir panākts kompromiss. Labi, nu tad prezentējiet kompromisu grozījumu. Paldies, priekšādātāji! Mums bija diskusijas ar eh, Rogaļevska kungu Pavisam īsi pirms uzsākās sanāksme centāmies panākt kompromisu. Viņš skaidroja, ka ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt kop, darbu koplīgumu slēgšanas sarunu tiesības un tam līdzīgi, un tāpēc nolasīšu tagad jums to teikumu, eh, ko vēlamies šeit pievienot, kas faktiski ir vienkārši citāts no iepriekšējā atzinuma. Tātad pēdējais eh, teikums būs šāds Eiropas Savienībai jāveicina darbu koplīgumu slēgšanas sarunas un jārespektē sociālo partneru autonomiju. Lūdzu, tā, tāds teksts. Labi, Vai grozījuma iesniedzēji ir eh, piekrīt šādam kompromisa grozījumam, vai kāds viņu vārdā varētu tad pamāt ar gāvu? Dragaļevska kungs, kur esat? Jā, ja, labi, viss kārtībā. Nu, lieliski. Vai kāds pret šo kompromisa grozījumu? Nu, tad ne tad pieņemts. Tālāk 13. grozījums par 6.4 punktu. Ziņotāji piekrīt vai kāds pret? Nu, tad Andrēļ neredzēju jūs. Paldies! Jā, nu faktiski pēdējā mm, studiju grupas eh, rezultātā mēs vienojāmies ar Kristu Švengunu, bet tagad franču valodas versijā, es raugos arī uz itāļu versiju, es nezinu, kā tas beig beigās ir iztulkots angļu versijā, bet katrā ziņā šajā valodas versijā interese un ko, interes, kopīgs intereses un atbildība tiek minēts bet loģiski vajadzētu runāt tikai par kopīgām interesēm, bet nevis par kopīgu atbildību. Tāpēc es gribētu, lai tas tiek pārbaudīts. Jo franču valodas tekstā šobrīd gan interesi, gan atbildība ir kopīga. Labi, visas pārbaudas mēs veiksim, bet šobrīd balsosim. Un tā tad grozījums ir pieņems, to pieņem ziņotāji. Nu, pamatojoties uz šo versiju, kas ir mūsu priekšā. Un manā versijā lasa shared interest and responsibility. Nu, jebkadījumā, ja tās ir intereses un atbild, nu, tad atbildība abas ir kopējas, tad es esmu pret, un tad ir jābalso. Labi, nu tad balsosim par šo kompromisu grozījumu. Sākam balsot. Okay. Un labi, beidzam balsot. 134 pāris pieņemts, 64 tikai pret. Līdz ar to tālāk septītais grozījums par 6.4 punktu. To ziņotāji noraida. Kurš no grozījuma iesniedzējiem vēlas izteikties par labu šim grozījumam? Lūdzu. Paldies! Nu, pamatvēsts ir tāda, ka vēlamies runāt par to, kā skatīties acīs tādiem problēmu jautājumiem kā mākslīgais intelekts, automatizācija un tam līdzīgi. Vēlamies spēcināt nepieciešamību pēc ilgtspējīgām investīcijām un kvalitatīvu izglītību. Tas ir priekšnosacījums tālākām pētiet, pētniecības darbiem, attīstībai, izstrādai un nepieciešams spēcināt arī pārkvalificēšanos un mūža izglītību visos, visā darba spēkā. Tas ir mūsu kopējās interesēs. Īpaši svarīgi ir izmantot tehnoloģisko attīstību, lai uzlabotu katru individu dzīves apstākļus, radīt labākus darba un dzīves apstākļus, labākas darba vietas, vienlīdzīgāku sabiedrību un nevis otrādi. To, tas interesē pilsoņiem. Es domāju, ka šis grozījums ir pilnībā atbilstīgs atzinumu kopējai nostājai. Lielas paldies! Eh, nu, ziņotāji, kas jums sakāms, paldies priekšādātāji! Pirmām kārtām, kad jūs runājat par šī grozījuma pirmo daļu, par šīm straujajām pārmaiņām un ilgspējīgu reakciju, mēs uzskatām, uh, ka šajā gadījumā tas ir pats par sevi saprotams, tur nekas nav jāpie, jāpiemetina. Un beigu beigās jūs tikai pēdējā teikumā skaidrojat šo pārejas posmu, un mēs ar līdziņotāju uzskatījām, ka vienkārši ir lieki šādu papildus teikumu te iekļaut. Turklāt mums ir par to bijušas diskusijas, tas notika pēdējā apakškomitejā. Līdzīgi kā tas bija ar pirmie, pirmās grupas grozījumiem, un mums tas līdz ar to ir jānoraida, tāpēc, ka vienošanās pēdējā sanāksmē par to panākta netika. Labi, tad balsojam. Vote is closed. Beidzam balsot. 499 pret, 78 par, 14 atturējās pieņemts. Krista ask for a point of order. Krista vēlas atsaukties uz darbu, kā uz reglamenta punktu. Satunies, ka radu tālāku mūsu, bet mēs balsojam par 6.4 par manu grozījumu, vai ne? Uh, Un tagad mēs par to pašu punktu, gru, atkal citu grozījumu, un tagad um, šķiet tas pats uh, pants atkal tiks grozījis, tad kurš no šiem grozījumiem, kura pa, šī panta versija tad būs tā pareizākā beig beigās? Service... Nu, man dienesti saka, ka šie abi grozījumi nav pretrunīgi, līdz ar to viņi abi divi tiek iekļauti. Uh, so are, the, the... Ja ir pretruna, tad informācija manā rīcībā nav pareiza. It's one part of the Daļa no grozījuma tomēr ir pretrunā ar šo otru taisnību, bet plenārs sēd nu pat ir nomalsojis pār abiem grozījumiem. Nu, nekas cits man vairs nav šeit sakāms. You, I... Priekšsēdētā paldies. Es tomēr domāju, ka, lai pilnībā šo darbu pabeigtu, un tas mums, protams, arī ir jādara, mums vien nu tagad ir. Mm, jā, jā, taisa pauze, kas ir sarežģīta, ja varbūt rīt pie šī punkta vēl jāatgriežas, un tikmēr ziņotāji un grozījuma autori var sanākt kopā un izveidot vienu tādu grozījumu par šo 6.4 pāntu tagad. Es negribētu tagad aizkavēt debates ar šāda veida nekonsekventām lietām. Lūdzu, ņē. Labi. Daļai izmantošu jūs lielisko priekšlikumu. Mēs ierosinām tagad rīkoties šādi apturēt gala balsojumu par, tātad balsojumu par šo grozījumu 6.4, jo tur ir divi daļai pretrunīgi grozījumi. Tagad turpināsim par pārējiem grozījumiem, lai darbs tiktu pabeigts, un dosim dosim vienu stundu, nevis līdz rītam, bet vienu stundu šovakar, jo rīt no rīta mums ir ļoti daudz darba vēl. Un tagad šobrīd stundas laikā ziņotājiem ar grozījuma autoriem jārod kaut kāds risinājums un jāprezentē tas plenārsēdē uz gala balsojumu. Vai kāds ir pret šo priekšlikumu? Nē, ļoti labi. Nu, tā tad 6.4. punkta gala redakcija tiks noskaidrota un šie grozījumi salāgoti un tiks likts priekšā gala teksts plenārsēdē pēc stundas. Tālāk pāriem pie 8. grozījuma 6.6 pantā. Ziņotāji to norāda. Līdz ar to došu vārdu kolēģim Brogaļevskam izskaidrot šo grozījumu priekšādātāju. Šis grozījums faktiski ir citāts. Jo tas gandrīz burtiski citē um, atzinumu par sociālas dimensijas ietekmi un Eiropas sociālo pīlāru eh, un es nākotni. Tas bija atzinums, ko sagatavoja Juka Atela ar citiem. Un ja mēs gal galā šeit citējam daļu no atzinuma, tad kāpēc necitējam visu šo eh, pāntu kopumā? Mēs nevaram te tagad saraustīt šo citātu pa gabaliem, jāizmanto tad viss citāts. Un svarīgi taču šajā gadījumā ir minēt sociālo partneru autonomiju, tāpēc šo grozījumu iesniedzām. Situācija ir tieši tāda pati kā attiecībā uz 12. grozījumu, kur ziņotājs un līdziņotājs saka, ka mums nepieciešams pilnībā citēt šo atzinumu, lai, un pat tad, ja mēs nepiekrītam, nu, ja mēs esam rīkojamies konsekventi, tad konsekventi. Šeit vēlamies šajā pantā taču tikai iekļaut citātu no cita atzinumu, kas jau ir apstiprināts komitejā. Un šo ies, atzinumu iesniedz pirmā un otrā darba grupa. Priekšādātāji, paldies, ziņotājs. Sākotnējais teksts šai pantā nav nekāds citāts no kāda esoša atzinuma. Te ir daļa, kas tā kā citē šo atzinumu, bet tā ir pārņemta tiešā precīzā veidā. Līdz ar to šī grozījuma formulējums drīzāk ir diezgan divdomīgs, jo te tiek runāts par uh, Ehm, nu, ieviešanu vai paaugstināšanu nu, minimālās algas kontekstā, un tas mums nav viennozīmīgs jautājums. Un pēdējā pakškomitē sanāksmē par to runājām. Bija vairāki deputāti klāt, kas bija pret to, ja tīpaši no pirmās darba grupas, un es un ziņotā, līdziņotājs nevarējām šādas iebildumus ignorēt, tā kā vienošanās panākta netika panākt par šo daļu, un vienošanās tika panākt tikai par šeit iekļauto daļu, respektīvi par. Uh, min, minim, ienākumu minimumu nodrošinājumu, tad attiecīgi esam to arī šeit tā atspoguļoši. Un tāpēc šis grozījums mums bija jānoraida. Labi, tad viss ir skaidrs un sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. 497. 97 pār, 77 pret, 18 atturas. Grozījums ir apstiprināts. Tālāk, 9. grozījums. Šeit ir priekšlikums iekļaut jaunu punktu. Ziņotāji to noraida. Tāpēc eh, lūkšu Rogalevs kungu izteikties. Uh, thank you. Uh. Paldies, priekšsarētāji. Kārtējo reizi Šis grozījums atspoguļo SOX sekcijā veiktās e, pārunas par to, ka mums ir jānodrošina, ka Eiropas strādājošiem tiek nodrošināts vienādas iespējas, vienlīdzīgas iespējas, atsaucoties uz iepriekšēju atzinumu. Bet, cik es atceros diskusiju, mēs e, regulāri atsaucamies šeit uz sociālo dempingu, bet lēmām, ka nevajag daudzās vietās atsaukties to, bet vienu punktu veltīt šim tematam, kur tieši tiks runāts par taisnīgu mobilitāti un to, ko Eiropai darīt, eh, lai izvairītos no intelektuālā darbspēka emigrācijas. Un Austrum Eiropā mēs saskaramies ar šo problēmu. Mūsu medmāsas ārsti, būd, eh, strādnieki dodas prom, nu, piemēram, no Polijas, lai strādātu cito, citās valstīs, un mēs saskaramies ar darbspēku iztrūkumu. Ziņotāji, šeit mēs runājam par darba tirgu, punktā 1.9. Un mēs e, runājam arī par to, ka ir jānodrošina Eiropas iedzīvotājiem prasmes, kuras ir nepieciešamas saistībā ar tehnoloģiskajām pārmaiņām. Un atsaucamies arī uz e, mācīšanu, apmācību, pārkvalifikāciju. Un vienlīdzīgas iespējas arī ir minēts 1.2, 1.6, 2.3 un 4.2. Un šī, šī informācija, mūsuprāt, jau ir iekļauta tekstā citās vietās. Līdz ar to tiks tikai atkārtots tas, kas mums jau ir tekstā, un šo iemeslu dēļ mēs to nepieņemam un prasam noraidīt šo grozījumu. Sākam balsot! The vote is closed. Beidzam balsot. 103 par, 90 pret. Grozījums apstiprināts. 1.5 pāns, pirmais grozījums, ierosinājums svītrot tekstu. Tiek pieņemts, vai kāds iebilst? Nē, paldies grozījums eh, numur 4, punkts 1.12. Jūs to pieņemat? Tas ir tas pats, kas devītais grozījums. Tiek eh, koriģēti secinājumi. Mums jābūt konsekventiem. Tā plenārs sesija to apstiprināja. Tieši to es arī jautāju. Ziņotājs eh, konsekventi pieņem vai kāds iebilst? Nē, paldies. Nē, nebūs gala balsojums, jo mēs izlēmām atlikt to. Tātad līdz septiņiem vakarā lūdzu vērsieties pie mūsu administrātora. Lūdzu abus eh, ziņotājus, grozījumu iesniedzējus abus savstarpēji atrisināt šo pretrunu. Paldies! Tagad TN 687 rīcības plāns dezinformācijas apkarošanai. Giulia Barbucci Grazie. Danke. Es geht um Desinformation. Des Šeit ir runa par dezinformāciju. Dezinformācija pastāvēs kopš cilvēki savstarpēji ir sazinājušies. Tikko tika izdomāti vārdi, un radītas grāmatas, tā sākās dezinformācija. Un tagad ar digitālajām tehnoloģijām esam sasnieguši pilnīgi cits apmērs. Miljoniem iedzīvotāji var vienlaicīgi sociālajos tīklos tikt ietekmēti. Varbūt viltus profili, troļu uzbrukumi, dezinformācijas kampaņas ir iespējams, kas ietekmē sabiedrību un nozīmē draudus arī vēlēšanām Tāpēc ir tikai loģiski un konsekventi, ka Eiropas komisija kopā ar augsto pārstāvi sagatavoja rīcības plānu, ir ja īpaši ņemot vērā tuvās Eiropas vēlēšanās. Tas gan diezgan vēlu, cerams, ka ne pārāk vēlu, lai koordinētā veidā stiprinātu Eiropas Savienības noturību pret dezinformāciju. Šis rīcības plāns balstās uz četriem pīlāriem Pirmais - koordinācija starp daudzajiem pasākumiem, kas ir nepieciešami visās valodās, visās dalību valstīs, visos reģionos, lai koordinētu visu Eiropas Savienības līmenī. Otrs - tās struktūras, kas jau pastāv Eiropas Savienībā. Tām ir jāuzrauga, jādokumentē sistemātiskā veidā eh, dezinformāciju. Un šīs struktūras ir jāstiprina. Šīs organizācijas strādā lieliski, bet viņas ir pārāk vājas un pārāk mazas, pārāk nepietiekami nodrošinātas. Treškārt, privātais sektors ir jāmobilizē. Ar to tiek domāts izdarīt spiedienu uz lielajām platformām kā Google vai Facebook, lai piespiestu viņus aktīvāk cīnīties ar dezinformāciju, piemēram, pieņemot rīcības kodeksu. Un ceturkārt, Eh, sabiedrības informēšana. Ir jāsniedz laba informācija no kvalitatīviem žurnālistu avotiem. Arī mūsu komiteja ir svarīga daļa no šī procesa. Mēs savā sekcijā daudz arī pētnieciskajā grupā diskutējām par šo jautājumu un bija pamanāms, ka Eiropas komisija īpaši uzsver Krievijas lomu. Virspusīgi lasot, liekas, ka vispār runāja tikai un vienīgi par Krieviju. Mēs to apspriedām sekcijā, un mums kļuva skaidrs, ka, protams, ka nav runa tikai par Krieviju, ir runa arī par daudz citiem avotiem. Un mēs to arī grozījumos precizējām, ka ir daudz draudu no dažādiem virzieniem jo eh, var rasties tad iespējas, ka tas tā ir, un tāpēc balsošanas laikā nesāk diskutēt, vai mēs esam ierakstījuši par daudz par Krieviju vai par maz. Nē, šeit runāja par kaut ko citu. Runāja par principā par to, lai mēs eh, struktūrētā veidā stiprinātu noturību. Jūs pārsniedzat atvēlēto laiku, saka priekšsarētājs Tas nav labs vācu stils. Džulija, lūdzu. Sīgācija, prezidē. Liels paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu teikt sekojošo. Šīs rīcības plāns ir ārkārtīgi svarīgs šajā vēsturiskajā brīdī, jo tā mērķis ir aizsargāt mūsu demokrātijas, kā arī mazināt viltus ziņu izplatīšanos, eh, kā arī mazināt, kas raisa eh, neusticību, naidu pret institūcijām un politikām. Bieži vien šīs viltus ziņas eh, arī rada suverēni politiskie spēki, kas uzbrūk Eiropai, kas tad arī izplāsta pilsoņos bailes, neskaidrības, lai sasniegtu savu politisko mērķi. Nu, lūk, šis ir galvenais mērķis, manuprāt kādēļ arī tad o, mums būtu jābalso par šo atzinumu. Protams, ka mēs uzskatām, ka ir nepieciešams koordinēti rīkoties, lai aizsargātu Eiropas Savienību, tās institūcijas un pilsoņus pret dezinformāciju. Tādējādi, protams, mēs to atbalstām, taču uzskatām arī, ka tas ir jādara steidzami, tas ir jādara ātri, jo Eiropas parlamenta vēlēšanas jau ir ap stūri, un, kā teica kolēģis, arī mēs ceram, ka šīm plānām būs arī ietekme uh, nākamajās Eiropas parlamenta vēlēšanās. Mēs strādājām ļoti īsā laikā. Daudz sadarbojāmies ar kolēģiem uh, no izpētes grupas, un es gribētu pavisam ātri izcelt arī to, ka tekstā ir skaidra atsauce uz arī iesaistīto pušu iekļaušanu, tai skaitā arī pilsonisko sabiedrību iekļaušanu, organizāciju iekļaušanu, un grib arī izcelt to, ka atsaucamies uz to darbu, ko mēs varētu arī ko, uh, e, Ekosa komunikācijas grupā veik ļoti pozitīvu darbu pie šī jautājuma, kas mums ir ļoti svarīgs. Arī mums ir ļoti specifiska nodaļa o, tieši mūsu komitejā, kas var strādāt ar šo problēmu. Paldies! Alors, de demander parole. Kurš vēlas izteikties? Thank you. The list is closed. Thierry. Paldies, um, ķerīs Libērs lūdzu. Uh, merci. Pateicos priekšsēdētāji. Es domāju, ka ir jāpriecājas par to, ka beidzot Eiropa apzinās viltus ziņu problēmu un uh, kādas iznīcinošas sekas ir šīm ziņām uz demokrātiju un vēlēšanu procesiem. Arī es, protams, kā jūs domāju par nākamajām parlamentu vēlēšanām. Uh, šīs dienas atzinums Esmu arī te strādājis izpētes grupā, un tas iet pareizā virzienā. Situācija ir tāda, ka komisija ir izstrādājusi labu ziņojumu. 13. martā Eiropas parlaments arī izteicās par šo jautājumu, un vakardien 19 lielie Eiropas mēdīji arī ir apvienojuši savus spēkus un resursus, lai varētu apkarot viltus ziņas. Eiropa tik tiešām apzinās, ka tai ir jārēģē. Es tikai nožēloju, ka mēs pārāk vāju lomu piešķiram visiem šeit Eiropā esošajiem pētniecības centriem, jo tiem ir ļoti labas kompetences psiholoģijas jomā, arī dažādu baumu izplatīšanas jomā, socioloģijas lomā un tam līdzīgi. Esmu pats vadīju šādu pētniecības centru un zinu, ka tur ir milzīgi daudz kompetenču un mēs varam tās izmantot mūsu cīņā. Bet es gribētu arī vēl izteikt divus tādus pamatnovērojumus. Vispirms 5000 dezinformācijas gadījumi tika identificēti pēdējo četru gadu laikā šeit Eiropā. Mums ir jāsauc lietas īstajos vārdos. Mēs esam pašlaik uh, kara stāvoklī pret dezinf dezinformāciju. Mēs nevaram uzvarēt tikai esot uh, aizsarga pozīcijās. Otrakārt, mēs nevaram cīnīties pret sekām, ja mēs uh, neapkarojam iemeslus. Viltus ziņas jau neizplatās nejauši. Priekšsēdājs pārtrauc runātāju. Vai man ir vēl 10 sekundes, ja runātais? Nē, jau 15 sekundes esi pārsniedzis sev atvēlēto laiku. Merci. Paldies. Un va pasē a euh, Lucy Studniča. Un ancora. Lucy Studniča. Ir vēl 5, 6 atzinumi mums jāizskata līdz ar to. Eh, visiem ir jāievēro atvēlētais runas laiks. Lūdzu, Lucy, 2 minūtes. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já ty svoje dvě minuty. Paldies, priekšsēdētāji. Es nedomāju, ka man būs nepieciešams visas divas minūtes. Vēlējos tikai pateikties abiem ziņotājiem par labi sastādītu atzinumu. Vēlējos atsaukties uz to, ko Džulija jau pieminēja. Šeit nav runa tikai par Eiropas vēlēšanām, kas ir tik tuvu jau, bet par daudzām citām vēlēšanām, kas jau ir notikušas vai vēl notiks tuvākajā nākotnē, un tās visas ir apdraudētas. Apdraudējums nāk no viltus ziņu puses. Arī Brexit ir ļoti tuvu, un, un neviens neapšauba, ka arī Brexit ietekmē viltus ziņas. Un iespējams, ka ja tā nebūtu, tad eh, šobrīd situācija būtu pilnīgi savādāka. Vēlējos norādīt, ka cilvēki nav pietiekami zinoši šajā jomā. Šīm lietām būtu jābūt iekļautām eh, izglītībā jau no uh, izglītības sistēmā jau no agrā, agrīna vecuma. Diemžēl mēs ievērojami atpaliekam no straujās tehnoloģiskās attīstības, tehnoloģijas, kas ļauj izplatīt viltus ziņu. Un noslēgumā vēlos sacīt, ka pilsoniskai sabiedrībai ir ļoti svarīga loma šajā procesā. Protams, ka tas ir atkarīgs no mums visiem, no katra no mums bet eh, mēs pieņemsim arī eh, noteikumu šajā jomā, tāpēc es to atbalstu. Paldies! Grazie, Marko Vecāni, divi minūti. Paldies, Marko Vecāni, divas minūtes. Lielas paldies, priekšsēdētāji kungs. Es tiešām uh, augstu novērtēju šo atzinumu. Atzinums, manuprāt, liekas drosmīgs un uh, ļoti labi līdzsvarots. Līdz ar to tiešām paldies un arī veiksmi Džūlijai īpaši atbalstu dažus konceptus, kas ļoti labi šeit ir precizēti. Nu, piemēram, par vārdbrīvības ļaunprātīgu izmantošanu, par to, ka viltus ziņu koncepts arī ir paplašināts, kā arī aicinājums nebalstīties tikai uz brīvprātīgu rīcību, lai apkarot viltus ziņas. Krievijas federācija, man nekas nav pret Krieviju, taču es uzskatu, ka o, tas ir objektīvi un nenovēršami, kā tieši šī valsts nodarbojas ar dezinformācijas kāru. Protams, ka ir vēl citi apdraudējumi. Uh, To teica arī Ulriks, bet tomēr uh, lielākais draudz nāk no Krievijas. Runājot par Itāliju, šodien ir uh, radio, TV kanāli, internetu lapas, uh, uh, kas ar Krievu spēkiem izplatā viltus ziņas, un tas uh, ietekmē mūsu politisko dzīvi. Salvīnī Lega, jeb šī līgas pārtija, Eh, kas arī visplašāk tiks pārstāvēt nākamajā Eiropas parlamentā, arī sazinājās ar eh, Krieviju, lai varētu saņemt finansējumu. To divas nedēļas atpakaļ ir dokumentējis uh, eh, Espresso nedēļas laikraksts šo informāciju nenoraidīja arī pats Salvīnī līgas partija. Paldies arī mūsu ziņotājiem par ļoti skaidru atzinumu, taču uzskat, ka visi draudi nav vienlīdzīgi. Tas ir jāsauc viss vārdā un nevajadzētu arī baidīties nošķirt šīs dažādos apdraudējumus. Paldies! Dēve Kvederaita, lūdzu, divas minūtes. Ačiū pirmininkam. Paldies, priekšsēdētāji. Es biju viena no dalībniecēm izpētes grupā. Paldies! arī abiem ziņotājiem. Vēlos norādīt, ka izpētes grupā mums bija ļoti labas diskusijas. Un, manuprāt, mēs bijām ļoti objektīvi apspriežot komisijas paziņojumu. Mēs nekoncentrējāmies uz draudiem, kas izrietētu tikai no vienas valsts. Mēs runājam par to, cik svarīga ir vārda brīvība. Izteiksmes brīvība. Un e, runājam arī par to, ka apmelošanas draudz e, vai necieņas e, paušanas draudz nav pietiekams iemesls, lai ierobežot vārdu brīvību. Mums ir jāpaliek pie savām vērtībām. Uh, jārunā arī par to, cik svarīga loma ir izglītībai. Mums ir nepieciešams stiprināt noturību. Jādomā ir par Eiropas Savienības pilsoņiem un arī par trešajās valstīs dzīvojušiem iedzīvotājiem. Ar to es domāju galvenokārt austrumu partnerības valstis un arī citas valstis, kas piedalās mūsu kopīgos projektos. Paldies! Paldies, tālāk, tālāk Pāvils Trantīna. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsarētāji. Bija ļoti patīkami sadarboties ar Ulrihu un Džūliju, strādājot pie šī atzinuma izpētes grupā. Mums bija liela vienprātība par šo atzinumu diskusijās, un, eh, manuprāt, ir panākts labākais līdzsvars, ko bija iespējams panākt. Tas ir turpinājums mūsu darbam, ko iesākām iepriekšējā gadā, kad eh, aicinājām komisiju būt ambiciozākai. Un tā ir bijusi ambiciozāka atbilstoši mūsu iepriekšējiem ieteikumiem, tāpēc nav nekāda pārsteiguma, ka mēs varam piekrist lielākai daļai šeit iekļauto priekšlikumu. Nevajadzētu šaubēt, šaubīties, un to jau arī norādīja vairāk kolēģi ka dezinformācijas izplatīšana ir kļuvusi par daļu no hibrīda kara. Un e, spēcīgākie uzbrukumi nāk tieši no Krievijas federācijas teritorijas, un ir pietiekami pierādījumi šādiem apgalvojumiem. Ir daudz pētījumu, kas to apliecina. Šis hibrīdkarš izmanto dezinformāciju un arī finanšu atbalstu ekstrēmistu spēkiem visās ES dalību valstīs. Un Eiropas parlaments pirms nedēļas norādīja šai pašā telpā tieši to pašu. Un parlamentārieši atbalstīja tieši tās pašas lietas, ko mēs, tā skaitā finansējumu palielināšanu izstratkom. Un tāpēc ir jāstiprina noturība, jo Krievu troļu e, eh, komandas cīnās pret mums da, un daru to ikdienā, relativizējot visu. Tāpēc es viennozīmīgi atbalstu šo ziņojumu un, un esmu pret Pavlikas kunga iesniegtajiem grozījumiem. Paldies! Paldies! Pie, pēdējais ir Linas Salazjakas. Ačiū pirmininkė. Uh, me... Paldies, priekšsēdētāji. Nav šaubu, ka mums ir nepieciešams atbalstīt komisijas iniciatīvu uh, lai koordinēti vērstos pret dezinformāciju. Atsevišķas darbības, individuāls darbības nebūs pietiekami efektīvas, kā tas jau tika norādīts. Eiropas parlamenta vēlēšanas tuvojas, un mums ir jāsaprot, ka šeit runa par ilgtermiņu procesu, un viena valsts šeit ir pieminēta daudzkārt, un tas ir jādara tāpēc, ka ir viens būtisks aspekts ir jāsauc lietas īstajos vārdos. Es runāju par Krievijas federāciju. Mēs balstamies uz datiem no komisijas un redzam apjomīgus draudus tieši no šīs valsts. Tāpēc mums nevajadzētu baidīties saukt šo valsti vārdā. Ir nepieciešams ieņemt ļoti skaidru nostāju. mēs arī vēlamies eh, komitejas vārdā ļoti skaidri paust šīs lietas. Un kā jau tika norādīts, mums ir nepieciešams izmantot kritisko domāšanu. Tās ir vienīgās zāles pret šādiem draudiem. Paldies! Paldies! Eh, atbildēm eh, divas minūtes katram no ziņotājiem lūdzu. Jā, paldies par pausto atbalstu. Vēlreiz varu norādīt, ka šī iniciatīva no komisijas nāk ļoti novēloti. Mēs būtu gribējuši to redzēt eh, ātrāk, varbūt vēl pirms Brexit. Tāpēc tagad ir vēl vairāk jāiet uz priekšu, jāstrādā ātri. Pētījumi ir svarīgi, mums ir jāsaprot, kā tas viss darbojas, kāpēc dažās valstīs ir eh, lielāks atbalsts, eh, citur varbūt mazāks. Svarīgākais ir ātri pārbaudīt faktus, ātri reaģēt, Un Eiropas Savienības iestādes, kuras jau ir izveidotas un e, tiks stiprināts, strādā lieliski. Īstratkom ir e, noteikti jāuzslavē. Es šeit komitejā arī noskaidroju un biju pārsteigts pat e, par to, kādu informāciju mēs saņemam. Mūsu darbs arī ir daļa no cīņa pret viltus ziņām un uh, mēdīju cilvēki arī uh, sniedz savu ieguldījumu, un arī prese. Thank you. Paldies, Džulija. Jā. Es arī vēlos pateikties visiem kolēģiem, kuri izteicās. Jo, jā, ļoti pozitīvi arī ir izvērtēts mūsu darbs Un gribētu izmantot iespēju, lai pateiktos arī grupas priekšsēdētājiem Pāvelam. Ar viņu tik tiešām sadarbojāmies ļoti labi. Tāpat arī paldies sekretariātam. Man nav nekā vairs daudz papildināmā tam, ko teica Ulriks. Varbūt uh, tikai to, ka Te ir trīs galvenie punkti atzinumā. Tātad tas, ko es teicu pār pilsonisko sabiedrību, par to, ka ir nepieciešams iesaistīt jau arī mūsu komiteju. Un otra lieta, eh, tas, kas jau arī izskanēja, proti Eh, pilsoņu informēšana par visu šo jautājumu un arī par to, kā var attīstīt kritisko domāšanu un eh, jau arī veicīt šo mēdīju lasīt prasmi. Tas viss ir atrodams atzinumā. Mēs arī sakām, ka viss šis darbs jau ir jāsāk no sākums skolas. Un tad arī šī, šai izglītībai ir jāturpinās visa mūža garumā, jo, protams, ka eh, nevar eh, to tikai iemācīties skolā, jo tas tur arī uh, neapstājas. Tālāk arī par šo platformu brīvprātīgo līdzdalību, sociālās platformas, industriālās platformas, kas ir ļoti pozitīvi, bet atzinumā mēs sākām, ka uh, komisijai, ja tā uzskata, ka šī līdzdalība neatbilst vajadzībām, tad ir nepieciešams, lai komisija rīkotos un lai būtu tādas saistošākas prasības piedalīties. Lai varbūt arī nu, būtu tāda spēcīgāks regulatīvā darbība. Paldies! Paldies! Un tagad trīs grozījumi. Trīs Pavlikas grozījumi nu, nu, šo, par šo tekstu balsot vēlāk. Tas ir, nova, tas ir noraidīts. Uh, Andrējas, vai vēlējies prezentēt šo grozījumu? Nē. Trešais grozījums. Trešais grozījums, ar cik zinu, ir noraidīts. Izņemot, ja esat mainījis savu viedokli. Andrējas. Liels paldies, priekšsēdētāji! Es uh, atsaukšu trešo grozījumu par 2,6 punktu. Ir vienprātība par diviem pārējiem grozījumiem, ko es prezentēju. Jūs atsaucat savu grozījumu. Labi, paldies! Otrais grozījums 4.3. punkts. Ir kompromiss priekšlikums. Ziņotāji, lūdzu, prezentēt kompromisu. Jā, der Kompromiss. Ähm Jā, nu kompromiss attiecas uz uh, Jā, nu mēs redzam tekstu, jā, šeit nu, pāriesim tad uz angļu valodu. Uz 1, 3 un kolēģi, saka priekšsarētājs, tas ir par punktu 4, 3 ziņotājs. Jā, grozījums tekstā ir saistīts ar Krievijas federācijas augšanu vārdā un vēlmi pieminēt citus dezinformācijas avotus. Es domāju, jūs visi to varat redzēt es nelasīšu priekšā. Tātad tiek paplašināts uzskaitījums ar tiem, tām pusēm, kas rada viltus ziņas. Līdzsvarojot to, eh, ko kolēģis ierosināja. Tomēr šeit tiek minēts arī, ka ir stipri jūtama asimetrija. Īstratkom darba grupa saņem daudz informācijas par atsevišķām dezinformācijas kampaņām, bet citos gadījumos viņiem šādas informācijas nav. Būtu labi paplašināt šo aptvērumu un skatīt arī citus virzienus, bet pagaidām mums šādas informācijas īsti nav mūsu rīcībā eh, tik plašas, kā tas ir par Krieviju. Tāpēc noslēgumā ja mēs mudinām komisiju atbilstoši paplašināt tās īstenotos uzraudzības pasākumus un veikt pretpasākumus. Tas atspoguļo mūsu viedokli. Andrejas, you agree with the, with the Andrejas piekrīti kompromisu grozījumam? Jā, es varu to atbalstīt. Labi, kāds ir pret? Accepted. Pieņems pirmais grozījums, viens trīs punkts. Tas ir saistīts arī ar pārējiem grozījumiem. Izskatās, ka nav vajadzības par to balsot, tad, tad akceptējām kompromisu, un šeit ir tāds pats kompromiss. Ja iebildumu nav, tad gala balsojums tagad par TEN 6, 8, 7, par rīcības plānu dezinformācijas apkarošanai. Grozītā veidā sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. 142. 142 par 1 eh, pret 1 eh, atturas pieņemts eh, ap, apsveicam ziņotājs. Un tagad Džēna Morijs, Baltās dūjas ceļš. Lūdzu, Džēnam. fine, as usual. Good. Good, good, good. Jane, please take the floor. Lūdzu, Džeina vārds. There we go. Thank you. Liels paldies! Paldies, priekšsēdētāji kungs! Man ir ļoti liels prieks būt šeit garas dienas beigās, bet, nu, nav pašas darba beigas joprojām. Es vēl arī uh, cieši no tādas Brexita skumjām. Bet man izmisīgi ir nepieciešams tomēr uzlabot mūsu noskaņojumu šajā laikā, un tas ir tieši tas, ko mēģinu panākt ar Baltās dūjas ceļu. Paskaidrošu, kas tas ir. Nu, te mēs spēlēmies ar vārdiem. Tas ir vairāk kā miera ceļš. Tas ir par dzīves ceļu, par mācī, mācīšanās ceļu, vadīšanas ceļu, kā vadīt Eiropu un pasauli uz labāku vietu. Lai mēs izbeigtu šo sašķelšanās trakumu, kas tagad skar un skā, skarbi skārs mūsu sabiedrības pagātnē un tagad. Lielākais uh, miera projekts uh, modernajā vēst, jāstrukturē. Eiropas Savienība ir uh, arī izdzīvos visu šo pieredzi, un mums ir jānovērš nākotnes konflikti, lai veicinātu mieru, iecietību savstarpējos cieņu, sapratni un tām līdzīgi. Protams, ka es par to ļoti satraucos, ka Eiropas Savienība zaudē šajā uh, Eh, cīņā, un mēs arī saskaramies ar eksistenciāliem izaicinājumiem. Viens no tiem ir Brexits, bet ne tikai, bet viss nav zaudēts. Mums ir nepieciešama līderība un uh, skaidrs ceļš uz priekšu, lai arī šai ceļā tik iesaistīti pilsoņi. Priekšsēdētājs eh, to šeit runā par renesansi, par atzimšanu. Uh, Tas ir nepieciešams Eiropas Savienībā, bet ir jābūt arī kādam, kas norāda virzienu. Nu, lūk, Baltais Lūijas ceļš arī norāda uz maršrutu ceļojumus, kur aktīvi iesaistīsies Eiropas pilsoņi, lai viņiem būtu piederības sajūta Eiropas projektam, izveidojot jaunu ceļu uz priekšu, balstoties uz pamat miera misiju. Ceļu ceļš sāksies zie Ziemeļīrijā. Un te ir uh, sastajos uh, gadsimtā Kolumbāns uh, īru svētceļotājs devās uz Eiropu, un viņš tiek arī saukt par uh, Eiropas Savienības pamatdibinātāju svēto un arī pirmais cilvēks, kas vispār minēja vārdu Eiropa, bet miera ceļš ies vēl tālāk. Tas uh, ies cauri vietām, kuras ir skāruši uh, kāri konflikti caur Flandriju, Balkāniem un nonāksim uh, Eh, Kiprā Nikosijā, kur apvienotu divas šķeltās salas eh, Eiropas otrā galā. Un tad arī ceļotāji mācīsies viens no otra, būs eh, to, ka ir dažāda vecuma, ādas krāsas, cilvēki, dzimumi cilvēki, bet viņus vieno cilvēcība. Nu, lūk, bet tie, kas nevarēs piedalīties fiziskajā gājienā ceļojumā, būs arī virtuāli iespēja piedalīties šajā miera ceļā un tas eh, jau tiek izstrādāts. Ir arī tiešsaistes versija eh, šim maršrutam, un tiešām tas varētu būt tāds eh, augsto tehnoloģiju vēstures grāmata mūsu skolēniem. Tas mācīs arī bērniem šo pieredzi, kā Eiropas Savienība ir celta miera procesā, un visbeidzot, Kolumbāns. Nē, tas nav nejauši. Pat patiesībā tas arī nozīmē šo balto dūju angļu valodā. Tātad viņš ir Eiropas vienotības svētais pamatlicējs un jā, Ziemeļa īrija, tā mēs to saucam šodien, toreiz tā bija vienkārši īrija un zie, ziemeļa īrija, lai cik ironiski tas arī nebūtu, ir tieši Brexit cīņa pašā centrā ar mieru aizsargāt, mieru procesu, protams, ievērojot lielās piekdienas vienošanos un tam līdzīgi. Noslēgumā gribu teikt, ka ziemeļa īrija varētu arī būt risinājums, lai aizsargātu miera procesu, veicinātu mieru, uh, pasaulē un arī izplatīt ļoti vienkāršu, bet ļoti spēcīgu vēstījumu, kaut kam jau ir vairāki simti gadi. Tur, kur ir griba, tur ir baltās dūjas ceļš. Lielas paldies! For 26 seconds left. <laughs> Wait a minute. I wasn't even watching the clock. Uh, I just want to, I, I tear. Es pat neskatījos pūkstnī, bet paskat, kā trāpījumi. Bet pirmkārt, gribēju vienkārši vēl teikt paldies visiem. Uh, kas piedalījās darbā. Paldies um, darba grupai, priekšādātājiem visiem. Paldies, ka bijāt tik iecietīgi. Viņi tiešām visi, nu tā teikt, bija ļoti iecietīgi pret šo manu um, kaismi un radošumu un tam līdzīgi. Bet, nu, tāpat laikā, protams, kas nav svarīgi, mēs bijām arī Belfāstā un redzējām visu šos kara vietas, piemiņas vietas, un līdz ar to šī realitāte bija ļoti acīm redzama un bija nu, pilnīgi acīm redzama, cik svarīgs ir šis projekts. Paldies vēlreiz visiem, kas šeit darbā iesaistījās. Paldies, Džeina! Līdz ar to eh, pirmām kārtām Irēna Oldfāzer, runātājs saraksts ir noslēdzies. Paldies, priekšsādātāji! Un liels paldies, Džeina, tev apsveicu. Tev, Džeina, ir vienkārši lieliski sagatavot atzinumu Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs šajos eh, trauksmainajos laikos, kad sastopamies arī šo Brexit draudu. Ir svarīgi šai brīdī padomāt par saknēm, atcerēties par saknēm, kāpēc Eiropā saliedējāmies pirmām kārtām un sagatavot plānu arī nākotnes paudēm par to, lai, par to, kā tās informēt par to, kas ir šī pagātne, lai būtu šī saikne starp Eiropu un miera projektu. Es domāju, ka tas ir kaut kas tāds. Uh, ko jūs ļoti labi atspoguļojat ar šo baltās dūjas ceļu un projektu. Grozījumus, ko esmu iesniegusi, manuprāt, eh, tikai vēl mm, iesniedzu, lai stiprinātu šo atzinumu, lai vēl vairāk parādītu jauniešiem nu, visā Eiropā par to, kāds ir šis ceļš, un lai viņi tiešām var uzņemties arī atbildību, uzskatīt par saviem šos principus, šos ideālus un izprast šo miera ainu. Saiknes starp Skotiju un it īpaši Ziemeļīriju ir ļoti spēcīgas, un jūs runājāt par Kolumbānas, un uh, Soka komitejā es arī runāju par to ka svētā Kolumba savukārt bija pat uh, svētā mums, un tāpēc ļoti pat tematiski, ka te tiek pieminēts arī šis uh, svētais. Uh, Un tātad vēlreiz, Džēna, liels tev paldies. Es domāju, ka ļoti labi jūs parādījāt, ka nav nekāds Brexit svarīgs, bet ir svarīga solidaritāte. Uh, un cerams, ka šīs vērtības mums būs svarīgākas un dārgākas par bailēm. Paldies, Irēna! Nākamais runātājs Jonatans Liels. Priekšādātāji pateicos. Arī es gribētu no sirds teikt paldies Džēnai par lieliski sagatavotu atzinumu. Ir vienmēr labi, kad dzirdam, sakām ka veiksmīgi, nu, ka kādam īram ir gājis pavisam labi. Nu, tas e, bija tieši to, tā toreiz arī viduslaikos, kad tieši īrs nonāca atkal, iz, noved atkal izglītību šeit Eiropā. Un domāju, ka ir saulēcīgi to uz, pirāts īsais laiks to uzsvert. Ir īpaši ņemot vērā, ka lielās piekdienas vienošanās šobrīd tiek apdraudēta, un tā tas nav bijis pēdējos 20 gadus. Atkal par šo vienošanos mums jādomā šobrīd. Eiropas Savienība pašos pamatos ir saistīta ar miera ideju un samierināšanos, un tas jā jāturpina uzsvērt atkal un atkal. Un tāpēc es esmu pārliecības pilns Eiropietis. Un tieši šī. E, Ziemeļīrijas nodalīšana no īrijas, kas man, bija tā, kas mani ie, ieinteresēja šai kopējā īra, Eiropas saliedētībā, toreiz arī vēl universitātē to studēju, un par to esmu vienmēr bijis ļoti labi informēts. Nekad negribu atgriezties pie tās situācijas, kādu piedzīvojām ar šo ļoti strikto robežu uz īrijas teritorijas, un atkal šī ideja tiek apdraudēta. Uh, Un daļai šis atzinums atgādina mums arī, ka te nerunājam tikai par Kipru vai Ziemeļīriju, ne ir arī citi slēpti konflikti, kas uh, ir tikuši atrisināti vai noklusināti tieši Eiropas dēļ. Un cerams, neviens no šiem konfliktiem vairs nekad atkal neieraudzīs dienas gaismu. Un ir viena tāda daļa šeit atzinumā, kas man īpaši patīk. 1.5. panktā uzsvers uz izglītību, jo, kā jau Irēna nu pat teica, tieši jaunieši ir jāiesaist šajā darbā, jo citādi mēs vienmēr uh, tikai braukāsim šurpu turpu pa, pa slīdošajām kāpnēm un ne, nepie kā nenonāksim. Paldies, nākamais runātājs Pirko Raunemā. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. Ja... Liels paldies, priekšsēdētāji. Vēlos tiešām teikt paldies Džainai par šo vienkārši izcilo iniciatīvu. Mums ir vajadzīgi šādi miera ceļi, it īpaši tagad kad Eiropas Savienība zaudē vienu tik ārkārtīgi svarīgu mūsu kopienas locekli. Un otra lieta, par ko man bija jādomā, bija tas, ka mums būs vajadzīgs vairāk šādu miera ceļu arī nākotnē. Varbūt tieši Eiropas Savienības austrumos. Būtu labi, ja tur arī iedzīvotāji varētu tikties, Um, doties kopā dabā ar draugiem, ar ģimeni. Nu, Ziemeļa Eiropā tieši tāpat ir īpaši vasarā, kad saule nekad nenoriet un visas naktis ir gaišas. Daba plaukst un zied un ir vienkārši lieliski tur būt. Bet jā, ļoti labs priekšlikums, laba ideja, un ceru, ka tā tiks izvērsta arī uz citām Eiropas daļām. Thank you so much. Paldies! Mantos Mavromātis tālāk. Thank you, prezident. Uh, Priekšādātāji, paldies! Nu, man bija tā privilēģija vadīt darba grupu, kur strādājām pie šī dokumenta. Darbs tiešām bija vienkārši baudāms un var jums apliecināt, ka mēs visi bijām priekpilni un ar ļoti lielu prieku atsaucāmies uz viņas šo radošumu un kaismi. Viņa tiešām ir burtiski cilvēks ar vīziju, kas tic šim samierināšanās spēkam, mieram, un mūsu apmeklējums, komandējums uz Belfāstu bija nu tiešām tāds, kas atvēra mums acis uz reālo situāciju un uh, ļāva mums atkal saprast, ar ko Eiropas Savienība tiešām ir ar ko lepoties. Jā, jo tiešām, ja nebūtu bijis Eiropas Savienības, tad nebūtu bijis arī miera un samierināšanās Ziemeļīrijā šobrīd. Un tāpēc Eiropas Savienībai vajadzētu šos panākumus vēl tikai sludināt un aizstāvēt tālāk, un nevajadzētu par to kautrēties. Nu, protams, ka darbs vēl nebūtu nav galā un nav noslēdzies, vēl daudz, kas jādara. Mm, nu, bet, diemžēl, visu šī Brexit fiasko rezultātā šis process šobrīd tiek apdraudēts. Šis process var pats sagrūt ja neizturēsimies piesardzīgi, ja to nedarīs visas puses, kas iesaistītas šajā procesā. Un tāpēc gribētu mudināt arī Džeinu turpināt savu lielisko darbu. Ne tikai Ziemeļīrijā, bet arī Eiropas līmenī. Veicinot Eiropas Savienību kā miera virzītāju spēku, kā samierināšanās iespēju īstenotāju un padalīties šai paraugu praksē arī ar citām valstīm un citiem pakšiem visur pasaulē. Kolumbija lielisks piemērs. Arī tur mēs labi varam parādīt to, kā virzīties uz priekšu. Un, Džēna, lai jums veids!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 Mīļā Džēna, atšķirībā no pārējiem iepriekšējiem runātājiem, es jūs neapsveikšu un nesveikšu, jo mēs, mēs savā valstī, Ungārijā, sveicam kādu tikai tad, kad ir gūti panākumi, bet šai gadījumā nonākuši esam pie Brexit, un šis, jāsaka, nav nekāds veiksmes stāsts. Godīgi sakot, sākotnēji, kā prezidija bijušais darbinieks ar šo iniciatīvu pat neatbalstību balsoja pret to, nesapratu, kāpēc jātērē līdzekļi šādai iniciatīvai ņemot vērā, ka tik draudīgs eh, Brexit jau mūs gaida marta beigās, bet tagad dzirdot jūsu teikto, lasot šo atzinumu, es saprotu, ko jūs domājat ar šo sadalīto salu un saprotu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, ka jūs nācāt klējā ar šo priekšlikumu. Šodien, kad runājām par dezinformāciju, piemēram, un šīm safabricētajām ziņām, nu pat kad tika runāts par to, cik ārkārtīgi pietuvināt Eiropas Savienībā ir tādas, tādas spēki, kas ap, ir draudīgi, tāpat Ukrainā un citur, un pat eh, ļoti tūlu tieši manai valstī pie Melnās jūras reģiona. Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, kā jau jūs teicāt, Eiropas Savienībai spēlēt šo lomu, šo vadošo lomu miera procesos un stabilitātes veicināšanā. Un, uh, vakardien jūsu līdztautiešiem sanāksmē vaicāju, kas tad tas ir, eh, šis, kāds būs šī Brexit rezultāts. Un viņi saka, viņi pat šodien, kad ir 20. marts, viņi vēl joprojām nezina, kā tas viss beigsies. Nu, tāpēc es domāju, ka ir svarīgi tas, ko jūs šeit rakstāt, ko jūs šeit sakāt. Un apsveikt es jūs gan neapsveikšu, bet eh, teikšu, ka ļoti pamatots un ļoti vērtīgs atzinums. Paldies! Un visbeidzot, Arno Mēslers, priekšsādātāji, dārgā Džēna kolēģi nāk no valsts, kas ir Eiropas vidū un kurā bija šis mūris uh, daudzus gadus, un pēc ilgiem, ilgiem gadiem pat šī mūra sabrukšana bija, jāsaka, visai negaidīta. Un uh, līdz ar to mūs tas visus arī skāra līdzīgi, kā jums tas bija Ziemeļīrijā, arī mm, me, mums izdevās šo mūru nojaukt, un jums izdevās panākt šīs robežas nojaukšanas. Un arī šobrīd jādomā par Nikosiju, kur joprojām šāds, nu, it kā mūris joprojām, jeb robeža pastāv. Un visas šīs mm, atsevišķās lietas sasaistīt ir Džeinas iniciatīvas mērķis. Uh, Ļoti laba iniciatīva, un es gribētu mums visiem šeit burtiski sist uz pleca, teikt paldies par to, ka mēs šādi viens otru atbalstām un noliekam viens otru uz pareizās takas, sekojam tālāk šīs iniciatīvas idejām un līdz ar to šo procesu tālāk arī veicinām, attīstām. Eiropā ir ļoti daudz tādu vietu, kur ir, kur ir vajadzīgs šāds atbalsts. Ziemeļīrijā, Kipra, pilnīgi noteikti ir tādas un tāpēc gribētu visus lūgt šo atzinumu patiešām ar pārliecību arī atbalstīt, tā lai mēs nosūtam pārliecinošu signālu ar šo lēmumu no šīs komitejas. Paldies! Paldies! Nu, vai jūs varat eh, minūtes laikā rēģēt uz dzirdēto džēna? Jā, vienā sekundē pat varu. Paldies! Bet nu pavisam, pavisam ātri. Pirmkārt, paldies, protams, visiem par pausto atbalstu. Un cerība ir tā, kas mirst pēdējā, vai ne tā? Brexitieši jau vienmēr to mums arī atgādina. Bet nē, nē, mums ir jāturpina ticēt visam labajam, visam pareizajam, un es to arī daru. Ehm, tad tālāk šīs izdevumus. Kāds teica, ka tas maksā, izmaksās daudz, bet nē, nē, nav jau jāceļ. Šis ceļš no jauna var jau pa to braukt ar riteņiem vai citādi. Otrs Izglītības faktors, kas tika pieminēts, jā, jā, tas ļoti nozīmīgi piekrīt. Ir arī virkni citu atzinumu, par kur runājam šobrīd, kur par to tiek runāts. Ir svarīgi sākt izglītot bērnus. Un jāpiedāvā viņiem arī tāda kā virtuālā realitāte, kur viņi var, piemēram, redzēt visus smagoļaukus Flandrijā un viņi var iet pa šiem ceļiem un, uh, Mm, cilvēki, kas runā par savām pieredzēm, tiek uzklausīti. Nu, lūk, to izvēršana tālāk uz ziemeļu, no ziemeļīrijas uz Skotiju un tā tālāk ļoti labi. Nu, tad tiešām ļoti labs papildinājums šim atzinumam. Mm, nu, vislabākais, ko var teikt, ir, lūk, ierodieties arī pie mums, redziet, ja izcili, izcili vienkārši, ja mēs visi varētu šādā veidā vienkārši doties ceļā pa pareizo ceļu, pa pareizo taku, tad tieši tā mēs arī atradīsim to īsto virzienu, un es domāju, ka mēs to varam padarīt par kaut ko tādu jēgpilnu Eiropai, mums pilsoņiem. Nu, iesaistīsimies šai projektā. Nu, tad dosimies pa šo Baltās dosaļu. Džeina, paldies jums! Tālāk grozījumi. Acīm redzot, vienkārši pirmais grozījums to ziņotāji pieņem, vai ir kāds pret? Nē, pieņemts. Otrais tieši tāpat arī ziņotāji pieņem, vai ir kāds pret? Nē, izcili. Trešais arī tiek pieņemts no ziņotājas puses, vai kāds iebilst? Nē, lieliski, tad gala balsojums. Baltās dūjas ceļš.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 Beidzam balsot. 164 pār 3 pret, 1 atturējās. Apsveicam Džainā! Bravo! Tiešām gribu teikt paldies Džainai par šo darbu. Es atceros, ka tas viss aizsākās. Es vēl biju trešās darba grupas priekšsēdētājs. Un toreiz, jāsaka, jau biju iespaidots, redzēju, kā cik jūs radoša, kaismīga. Ka tikko Baltās durvis ceļš būs vaļā, es būšu Nikosijā. Es būšu gatavs piedalīties šī ceļa atklāšanā un piedalīties šajā projektā. Paldies jums vēl vienreiz! Nu, tālāk, burtiski mirklīte īsam komentāram. Tiešām tāds skumjas ziņas, skumjš notikums manā valstī Itālijā šo pēcpusdienu, tuvu pie Milānas autobuss, kur bija 51 jaunietis, eh, skolāns, to vadīja arī, nu, šoferis no Senegāls, bet viņš bija oficiāls un viņš nolēma atriepties eh, par tiem, kas gāja bojā vidusjūrā, un viņš burtiski šo, to, šo autobusu nu, tā teikt, noveda negadījumā laimīgā kārtā. Policijai iejaucoties, neviens no bērniem bojā negāja, bet šāda veida mēģinājums tika izdarīts. Un svarīgākais ir tas, ka Itālijas koordinators darba grupā cīņā pret dezinformāciju un safabricētām ziņām jau tur tūlīt pat nākamajā stundā pēc tam uzsāka ļoti spēcīgu kampaņu uh, pret visiem šiem troļļiem un interneta um, dezinformāciju, kas šobrīd nodarbojas ar aicināšanu uz vardarbību, vērst pret musulmaņiem, um, citas ādas krāsas cilvēkiem, un viņš iestājās par tādu atvērtu pieeju migrantiem. Un tas atzinums, par ko mēs nu pat nobalsojām, ir acīm, redzams, acīm redzama liecība par to, kādi draudi pastāv demokrātijai mūsu sabiedrībai šobrīd. Šie draudi patiešām ir nopietni. Tālāk aicināšu um, Ivāsku kungu likt priekšā kompromisu, tā lai mēs varam pabeigt darbu pie iepriekšējā ziņojuma. Savie Eiropas Savienības iedzīvotāju ieguvumi. Um. The... Ar lepnumu var paziņot, ka esam panākuši kompromisu par 6.4. punktu starp 1. un 2. darba grupu, un ļaujiet man jums nolasīt visu šo tekstu paš, tā pašreizējā. Digitalizācija, automatizācija, mākslīgais intelekts un tā tālāk prasa stulītēju un ilgspējīgu reakciju. Rea rea rea tāpat arī steidzīgu un pārliecīgu investīciju ieguldījumu augstā izglītībā, pētniecībā un izstrādē. Eiropas Savienība šobrīd atpaliek salīdzinot ar citām ekonomikas lielvarām, tērējot procentāli mazāk summu no IKP. Tautsēmniecībā ir vajadzīgs darba spēks, kas ir aprīkots ar prasmēm, kas atbilst konkurētspējīgas vidas prasībām. Un te nāk tagad nu šis kompromisa daļa. Tas nozīmē, ka pastāv kopīgas intereses un kopīga atbildība darba ņēmējiem un darba devējiem, lai dotu ieguldījumu uh, apmācībā, pārkvalificēšanās procesā, mūža izglītībā, jauniešiem un pieaugušajiem. Uh, kas var novest pie veiksmīgiem uzņēmumiem un atbilstīgi prasmīga darba spēka. Mm, Tas jādara vienlaikus Eiropas Savienībai, sociālajiem partneriem, dalībvalstīm un citām organizācijām no pilsoniskās sabiedrības. Un šeit punkts turpinās ar pēdējo teikumu. Uh, padarot ES tautsēmniecību digitālāku, mums jāpār, jānodrošina taisnīgs pārējais posms tehnoloģiskām pārmaiņām, pārliecinoties, ka tas dod ieguldījumu labākām dzīv, labākiem dzīves un darba apstākļiem, to starp kvalificētu darba vietu radīšanai un vienlīdzīgākas sabiedrības radīšanai. Lielas paldies par lielisku paveikto darbu, par to, ka šos abus tekstus, tā teikt, sablenderējāt vienā varējāt tādējādi izvaries kompromisu. Vai ir kāds pret šo kompromisu? Nē, ļoti labi. Nu, tad tādā gadījumā oficiāli m, mm, apliecinām šo balsojumu un tagad balsosim par visu, zinu, par visu atzinumu kopumā. Tātad SC052 ES nākotnes Savienības iedzīvotāju iegūmu un Eiropas vērtību respektēšanu sākam balsot. Thank you. The... Lielas paldies. Beidzam balsot. 147 par 6 pret 9 atturējās. Atzinums pieņemts. Apsveicam ziņotāju. Līdz ar to nodošu tālāk uh, prezidēšanu Izabelai Kaņo. Un kopā ar Vit priekšādātāja vietnieku nolēmām, ka tikai viena minūte tiks dota katram, kas vēlas uzstāties debatēs. Jums jābūt ļoti striktiem, ja vēlamies pabeigt savlaicīgi šo darba kārtību. Izabela, tālāk jums vārds. Bien, vamos a empezar entonces este. Labi, sāksim ar šo 505 atzinumu. Eiropas Āzijas Savienojumībai stratēģijas pamat elementi. Ziņotājs Jonatans Pils. Jums ir trīs minūtes. Lūdzu, ievērot strikti atvēlot runas laiku, jo mums ir tieši jāizskata vēl četri atzinumi. Paldies! three minutes instead of five. <laughs> Thank you. Trīs minūtes piecu vietā. Paldies! Tomēr priecājos, ka varu būt šeit pats un priecājos redzu, redzēt arī šeit tik daudzus kolēģus vēl joprojām šovakar. Šis atzinums bija jāsagatavo ļoti īsā laikā, jo tam bija jā, jātop izkrītam marta plenāra sesijā, un tas nebija nekādā sakarā ar to, kas norisinās okeāna otrā pusē, nē, bet gan, eh, es atceros kanālu otrā pusē, bet tāpēc, ka manai komitei bija rādījis cits komitejas teikto četru mēnešu laikā, un tā kā šo ziņojumu saņēmām pirms, pirms Ziemassvētkiem, tad faktiski mums bija tikai trīs mēneši. Tāpēc gribu teikt paldies sekretariātam un darba grupai par atbalstu, un paldies darba grupai par to, cik viņi bija atsaucīgi, liedrīgi un ar savos Um, ierosinājumos. Šis kopējais paziņojums joprojām ir ārkārtīgi mm, nu, vilšanos radoši. Te ir daudz, daudz kā kas trūkst, strateģiski te daudz kā trūkst. Un tas patiešām ir, tā patiešām ir garām, garām palaist iespēja. Šajā atzinumā mēs uzskaitām 16 šādas iztrūkstošās vietas, un to varētu šo incidentu trūkstošo neskait, neiekļauto lietu skaitu mēs varētu vēl palielināt. Uh, Un te nav, piemēram, nekādas ceļu kartas. Šeit nav idejas par to, kur Eiropa varētu gribēt būt pēc desmit gadiem. Vai attiecības ir, vien, šīs attiecības ir vienotru papildinoši, ja te būs vairāk konkurences. Vai Ķīna, Japāna un Indija un Indonīzija turklāt tālāk, kas, protams, ir globāls tautsēmniecības Āzijā. E, nu, kas ar tām visām? Tak Ķīna, Irāna, kas notiek ar Āzijas ekonomikas savienību? Bet šis paziņojums, manuprāt, tiešām ļoti maz parāda ļoti ierobežot izpratni par to, cik dažādas ir visas šīs valstis. Šeit nav nekā teikts par strateģiskajām iniciatīvām, kas nāktu no Eiropas. Tur runāts tikai par izaicinājumiem, par problēmu jautājumiem, vienalga, no par ko mēs runājam. Eiropas Savienība taču ir noslēgusi tirnatības nolīgumu ar Singapūru, Vietnamu un Japānu, un tie vispār šeit nepieminēti. Par ko tad vispār šeit mēs runājam, ja nerunājam par tirdzniecību? Uh, pilsoniskā sabiedrība, uzraudzības struktūras, tas taču ir svarīgs novatorisks uh, Austrumāzijas instruments, tas arī netiek pieminēts. Nekas noteikts par sociālajiem apsvērumiem, par ko vajadzētu runāt. Tikpat kā nemaz netiek pieminēta Indija, bet pār visam vispār nepietiek pieņēm, pie, pieminēta Ķīnas iniciatīva viena josla, viens ceļš, ka tāpat laikā katra valsts Eiropā, tos ir arī Āzijā, taču skaidri gaida reakciju no ES par to, kā tā rēģēs uz šāda veida iniciatīvu. Jo, ja PTO pēkšņi izzustu no pasaules un pasauli tiktu atkal sadalīta ietekmes joslās, tad šī viena josla viens ceļš būtu Ķīnas ietekmes ceļš, bet par to netiek nekas runāts. Vai arī ir vairāk um, iespējas, jeb um, šī viena jūsu viens sešbērī tātad saicinām iespējas vai kaut kāda veida draudz. Tāpat arī šie strateģiski izā, izaicinājumi Āzijas iekšienē saistībā ar, ar ogļūdeņradi, ar ūdens, par ūdens trūkumu netiek runāts, par vidas aizsardzību netiek nec, kā piemēram rēģēt uz to, ka Trumps izstājies no Parīs vienošanās. Transports Mēs taču jau 2011. un 2015. gadā nācām klajā priekšlikiem šai jomā par digitalizāciju, nekas nav runāts, ko darīt ar šīm valstīm, kas domā pavisam citādāk nekā mēs. Bet, manuprāt, īpaši svarīgi jau taču jādomā par šo konektivitāti, jeb saiknes starp cilvēkiem, un par to arī šeit nekas nav teikts. Paldies, priekšādātāji! Paldies, Pielkungs! Sāksim debatas! Un tagad vērts uh, Slavovas kundzei atgādinu. Katram viena minūte. Paldies! Thank you very much. Paldies. Paldies, Jonathan, par šo sagatavotu atzinumu. Paziņojums nāk pareizajā laikā, un mēs atbalstam uh, uz to, uz ko uh, koncentrējas šis paziņojums, uz savienojamību, kas balstās uz noteikumiem. Paziņojums uh, nav pareizi formulēts. Tīpaši tur, kur mēs runājam par garām palaistam iespējamam. Un uh, Jonatans ar visu izpētes grupu to ir ļoti labi savā atzinumā norādījuši. Būtiskie strateģiskie trūkumi ir ļoti labi atspoguļoti ar priekšlikumiem, kas ir sniegti tieši šajā atzinumā. Es ceru, ka mūsu priekšlikumi visi, kas ir šeit uzskaitīti, tu, ka to komisija ņems vērā un arī padome. Paldies Jonatanam, lieliski paveikts darbs! Liels paldies Slavovas kundzei par to, ka ievērojot atvēlēto runas laiku. Un tagad Mācols kungs lūdzu. Presidente, eh, anch'io vorrei dire. Jā, paldies. Es arī gribētu norādīt uz to, cik svārīgs ir šīs eh, atzinums un arī komisijas ziņojums, un tas sasaistās arī ar komisijas paziņojumu un atklājā komisija pagājušajā nedēļā sagatavojot Eiropas Savienības un Ķīnas samitu, kas notiks aprīļa sākumā. Arī uh, manā valstī tiks uzņēmta Ķīnas delegācija, un tad arī tiks runāts par šo iniciatīvu. Ir viens punkts par uh, transportu un komunikācijas tīkliem, enerģijas tīkliem un arī uh, citi jautājumi ir saistīti tieši ar šo vienu joslu vienas ceļu šī iniciatīvu. Tas ir saistīts ar mūsu arī ekonomisko attīstību un Eiropas uzņēmumu. Bieži vien negatīvi saskaras šo realitāti arī personīgi Indonēzijā, Taizemē un uh, citās valstīs vairāk kārt arī saskaramies ar Ķīnas iniciatīvu un tad Eiropas uzņēmiem ir jāpie, jābruņojas ar atbilstīgiem instrumentiem, lai varētu pielīties arī startautiskos iepirkumos, runājot tieši par visiem šiem tīkliem. Paldies! Un tagad patērkungs. El señor Pater puede tomar la palabra. Pater, kungs lūdzu. Eh, dziękuję bardzo. E, ta, e, ten komunikat jest, wydaje się, że stracony. Paldies. Manuprāt, šis paziņojums ir neizmantota iespēja. Nav iespējams tādā īsā veidā apskatīt e, attiecības ar Āzijas partneriem, piemēram, Ķīnu. Mums ir samiti starp Eiropas Savienību un Āziju pa laikam. Tomēr tam nevajadzētu būt kā pamatam, lai mēs e, censtos aprakstīt visas e, problēmas, kas e, mums pastāv savstarpējās attiecībās. Tas, kas šeit tika izlaists, kas varbūt ir arī uh, būtisks. To ziņotājs ir iekļāvis savā atzinumā. Lieliski paveikts darbs, Jonathan. Pie tam īsā laikā bija jāstrādā, bija ļoti ātri. Tāpēc eh, komitīs vārdā mēs tagad sūtīsim skaidru signālu, ka Āzijas lietas ir eh, daudz padziļinātāk jāapskata. Paldies! E, Paldies, Pāterkungs. Tagad vārds ziņotājiem. Jums ir maksimums divas minūtes, ja būtu mazāk, būtu labāk. Un arī būs jums, protams, vērts e, komentēt grozījumus. Jā, es tikai vēlējos pateikties visiem trim eh, runātājiem. Šeit eh, ir jārunā ne tikai par Ķīnu, un komisija par šādu tematu sagatavoja tikai 13 lapspušu dokumentu. Tas ir tiešām garām palaist iespēju. Merci. Paldies. Paldies, Pīlkungs. Un tagad grozījumi. Četri grozījumi pavisam, divi kompromisi, divi pieņemti. Sāksim ar trešo grozījumu. Macols kunga grozījums ir kompromiss, ko nosīs pilkums. Yes, this, uh... Jā, šis prasīja diezgan garas diskusijas, eh, iesaistot vēl vairāk cilvēks nekā es domāju. Vai jūs vēlaties, lai es nolasu kompromisu, vai varbūt cilvēki var redzēt uz ekrāna, ja man nolasīt? Tātad tas ir jauns punkts 422, kas tagad nozīmē tā, komiteja ņem vērā, ka Āfrikai ir Eiropas Savienības atbalsta instrumenti Eiropas uzņēmējiem konsorcijiem. Tomēr šādi instrumenti nepastāv Āzijas gadījumā. Tādējādi uzņēmumi šeit ir eh, grūtākā situācijā, salīdzinot ar Ķīnas uzņēmumiem, kas saņem atbalstu no viena josla viens ceļš iniciatīvas. Mēs uzskatām, ka komisijai ir jāpaplašina šī pieeja un InvestEU programma kas ir paredzēta investīciju risku sekšanai Āzijā un citur. Jātiecina to uz Āziju. Šāds atbalsts ir jāsniedz ievērojot strādājušo tiesības, tā skaitā iepirkuma procedūras, tā skaitā trešajās valstīs, kur tiek saņemts ārvalstu investīcijas. Paldies, vai ir kāds pret šo kompromisu? Tad tagad pirmais grozījums. Pirmais grozījums. Markis kunga grozījums ir pieņemts. Ļoti labi. Otrais grozījums. Arī Markis kunga grozījums arī ir pieņemts. Vai ir kāds pret? Pasamus. Un beidzamais ceturtais grozījums. Mācola kunga grozījums ir viens kompromiss, un tad to paskaidros Pilkungs. Thank you. Jā, paldies. Tātad arī šis ir daudzpusējs kompromiss. Jauns punkts 1.6. Un teksts ir šāds. Komiteja uzskata, ka Eiropas komisijai ir jāpaplašina ekonomikas ārpolitikas instruments, atbalstot uh, uzņēmumus un konsorcijus, kas tiek izveidoti jau Āfrikai, Eh, investīju ietvaros, lai iekļautu Āziju un citas pasaules daļas. Šāds atbalsts ir vienlīdzīgi jāveido, atbalstot strādājošo tiesības, tā skaitā trešajās valstīs, kur tiek saņemts ārvalstu investīcijas. Perfekto, aliensio. Labi, vai ir kāds pret šo kompromisu? Tādā gadījumā balsosim par atzinumu. Sākam balsot.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 Cerramos la. Beidzam balsot. Pieņemts atzinums 133 pār, 2 pret 2 atturas. Apsveicam ziņotāju. E, Nākamais atzinums Soka 575 - ekonomiski neaktīvu personu nodarbinātības iespējas. Tas ir iniciatīvas atzinums. Aicinu mm, ziņotāju Kustodio Lērijau kungu arī tad šeit nāktu prezentēt savu atzinumu. El ponente tiene dos. Ziņotājiem ir divas minūtes, lai varētu prezentēt savu atzinumu. Eh, Sr. Prezident, obrigado. Trīs. Sr. Prezident, trīs minūtes tātad ziņotājiem. Tad vēlreiz paldies. Šis atzinums labi iedaras eh, pētījumā, ko veica OECD. Mēs arī sagatavojām eh, tādu mini uzklausīšanu par šo tematu. Eiropas Savienībā katrs ceturtais eh, iedzīvotājs eh, darbspējīgā vecumā nestrādā. Vai, vai arī saskaras ar grūtībām darba tirgū. Iemesli eh, un šie šķēršļi konkrēti ir nesens darba pieredzes trūkums, ar veselību saistīti ierobežojumi, ģimenes locekļu aprūpas pienākumi un tā tālāk. OECD ir izcēluši četras eh, būtiskākās grupas - jaunieši, mājasemnieces, cilvēki ar invaliditāti. Un eh, komisija ir sagatavojusi ieteikumus dalību valstīm tieši saistībā ar šo jautājumu. komisijas e, rekomendācijas gan nebija pietiekamas. E, Pagājuši jau ir seši gadi kopš dokumentu pieņemšanas un ir nepieciešams aktualizēt situāciju, e, vienlaicīgi radot vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas visiem, it īpaši cilvēkiem, kuri vēlas strādāt Um, lai pasākumi ietvertu atbalstu tieši šīm konkrētajām kategorijām. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai dalību valstis pieņemot uh, lēmumus ņemtu vērā šīs problēmas un tieši uh, šajās uh, iedzīvotāju kategorijās. Vienlaicīgi ir jānodrošina vienlīdzības starp dzimumiem cenšoties mazināt šķēršus nodarbinātībai. Kā jau es minēju, šeit ir runāts par iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 64 gadiem. Lai nonāktu efektīvā veidā pie rezultātu, ir jānodrošina, ka darba ies, ka tiek ņemts vērā prasmes un kompetences, kas ir iedzīvotājiem. Piemēram, varētu izveidot portālu, kurā būtu apkopota informācija vai sagatavotu uh, atsevišķas apmācību programmas konkrētajām iedzīvotāju kategorijām, vienlaicīgi paredzot arī iespējas sniegt eh, atbalstu vai eh, arod izglītības programmas, atbalstot personas, kas meklē darbu. Jā, nu, noslēgumā vēl vēlos sacīt sakojošo. Mums ir arī jāņem vērā tas, kāda ietekme būs digitalizācijai. Tas radīs tūkstošiem bezdarbnieku, it īpaši šajās minētajās iedzīvotāju kategorijās. Uh, Esmu saņēmis daudz grozījumus ar dažādiem priekšlikumiem Eiropas komisijai un dalību valstīm. Eh, man, diemžēl, nav laika iedziļināties detaļās. Paldies, debatis! Atgādinu, ka katram runātājam viena minūte. Sāksim ar kolērs kundzi. Köszönöm szépen a szót. Eh, Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos uzsvērt vienu konkrētu punktu. Šis atzinums ir ļoti svarīgs. Jums ir jāatceras, ka Eiropas Savienībā ir Eiropas Savienības pilsoņi, iedzīvotāji, kas īsti neparādās nekādā statistikā par darba tirgu, it kā viņi nepastāvētu. Viņi vienkārši nav statistikā. Un no šo cilvēku viedokļa būtu svarīgi, ja viņiem būtu iespēja atgriezties darba tirgū, Es runāju ne tikai par tiem, kas vēlas strādāt mazāk vai nevēlas strādāt vispār, bet gan par cilvēkiem, kas vēlas būt noderīgi sabiedrībai un tiešām vēlas strādāt. Pieaugt arī viņa ienākumu, saņemot atlīdzību par darbu, un tas ietekmētu viņu ikdienas dzīvi, viņu ģimeni. Mēs runājam par Eiropas sociālo tiesību pīlāru. Un no šāda skatījuma ir ļoti svarīgi nodrošināt to, ka ir skaidrs, ka visiem e, Eiropas Savienības pilsoņiem ir tiesības uz nodarbinātību, un šīs kategorijas ir īpaši jāapskata. Muchas gracias. Paldies. Un tagad Ravalovs kundze. E, jā. Jā, paldies. vēlos apstiprināt eh, jau iepriekš dzirdēto, ka šis tik tiešām ir ļoti svarīgs temats un mūsu sociālo lietu nodaļā, to ik viens eh, var apstiprināt. Mēs SOKS eh, nodaļā nobalsojām par šo um, atzinumam. Es pati iesniedzu vairākus grozījumus, jo visām lietām nepiekrītu. Eh, ja mēs vēlamies iekļaut cilvēkus darba tirgu, mums jāskatās viņu prasmēm, ambīcijām, bet vienlaicīgi jāņem vērā arī kāds ir pieprasījums darba tirgu, jo savādāk mēs nevarēsim pielāgot eh, viņu prasmes pieprasījumam. Un vēl viena lieta, ka mēs nevarēju piekrist, ka mums visiem ir jāstrādā nedaudz. Tas nozīmētu samazināt darba stundu skaitu Galu galā 21. gadsimtā ir jaunas tehnoloģijas, jaunas darba veidi, un um, mākslīgi samazināt darba stundu skaitu nav, manuprāt, labs risinājums. Domāju, ka ir citi veidi, kā rīkoties. Muchas gracias. Paldies. Un tagad Madežējevski kundze. Dziękuję, pani przewodnicząca. Pan Modrzejewski. Paldies. Modrzejewski kungs. par šo atzinumu. Šeit ir jārunā būtībā par divām lietām. Pirmkārt, par nevalstisko organizāciju lomu un pašvaldību lomu. Konkrēti par viņu lomu šo cilvēku sasniegšanā, cilvēki, kas nav aktīvi darba tirgū. Tieši šīs institūcijas ir vistuvāk cilvēkiem un var palīdzēt eh, atgriezties šiem cilvēkiem darba tirgū. Otrkārt, runājot par šķēršļiem, lai piekļūtu darba tirgumu. Mums jāatceras arī par diskrimināciju, kas balstās uz dzīves vietu. Ir tīpaši, ja tas ir eh, lauku teritorijā Šie cilvēki bieži vien ir izslēgti no darba tirgus, viņiem ir eh, ierobežot piekļuvi informācijai un ierobežot piekļuvi labām darba vietām. Bet paldies par šo atzinumu, es balsošu par. Paldies, tagad Dasis kungam vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Viena minūte ir manā rīcībā, un es gribētu te pateikties ziņotājam. Um, un visiem, kas ir piedalījušies šī izcilā atzinuma projekta izstrādē. Gribu apsveikt arī visus drosmīgos ekonomisko sociālo lietu komitejas biedrus, kas vēl joprojām ir šajā zālē pulkstens 19.12. Un apsveicu īpaši ziņotāju. Jo, ja mēs redzam, ka runa ir par ļoti drosmīgu vīru, kurš uh, visā sabiedrībās drosmīgi risina problēmas un drosmīgi arī saka lietas, ko citi apšauba. Atbildot arī uz kolēģi sacīto par to, ka ir alternatīvas iespējas eh, darba laika samazināmā, bet kādas ir šīs alternatīvās iespējas? Jo katru reizi, kad piedāvājam kaut ko jaunu, ir dogmatiskā opozīcija. Uh, Rā, produktivitāte ir pieaugusi, pēļņa ir pieaugusi, bet arī bezdarbs ir pieaudzis. Ja jūs gribat, lai šī Eiropa turpinātu eksistēt, tad rīkojoties, palīdziet tiem, kuriem nav nekā. Muchas gracias. La palabra ahora para la señora. Paldies, tagad Bonteas kundze. Mulțumesc, doamnă președintă. În intervenția mea, fiind timpul foarte scurt, vreau să explic. Paldies, manā rīcībā ir maz laika. Gribu paskaidrot, kādēļ es parakstīju dažus no grozījumiem 462. Tiek runāts par dažādiem šķēršļiem, kas ir neaktīvām personām. Zabākais šķēršļi. Tātad par dažādiem veselības saistīti ierobežojumi, ģimenes locekļu aprūpas pienākumi. Uh, kā arī darba, la, darba laiku saīsināšana nav risinājums šīm problēmām. Tāpēc es saku, ka nevar atrisināt e, šīs problēmas, ko iepriekš minēju, tad veselības aprūpe, gan arī ģimenes locekļu aprūpe, samazinot darba laiku. Ir valstis, kur trūks darba rokas, un ja samazinām darba laiku, tad cita starpā tas radīs liels problēmas uzņēmumiem. Paldies! Muchas gracias. Pateicos. Un tagad uh, Jovas kundze lūdzu. Strong and. Jā, šis tik tiešām ir ļoti spēcīgs atzinums, īpaši analītisks uh, atzinums ar uzsvaru uz tām grupām, kur nepieciešams lielāks atbalsts. Ziņotājs koncentrējas uz marginalizētām grupām, runa ir par ilgstošu bezdarbu, ilgtermiņa dažkārt pat 82,5%. Un tiek eh, atrunāts eh, tas, cik svarīgas ir subsidētās programmas, kas eh, sniegs iegūmu visā, visu valstu IKP. Paldies! Muchas gracias. Paldies! Vārds ziņotājiem. Jūsu rīcībā ir divas minūtes. Uh, uh, obrigado a todos os colegas. Paldies. Paldies visiem kolēģiem par izteikumiem attiecībā uz manis sagatavoto atzinumu. vēlētos reaģēt uz dažiem izteikumiem. Cita starpā tika pieminēta darba stundu skaita samazināšana. Šeit ir palikuši zālē maz cilvēku, bet eh, lielākā daļa no jums uh, strādāja sešas dienas nedēļā, vismaz līdz 70. gadu vidus. Uh, Tad tika mainīta šī sistēma, pārgājām uz piecām darba dienām nedēļā. Tas gan nenozīmē, ka tiek pieņemts vairāk cilvēku darbā. Dažkārt tas pat iet pretējā virzienā. Šeit runa ir par tiem, ka, kas tiešām vēl strādāt un ka šiem cilvēkiem ir jādod iespēja to darīt. Šī situācija sāsināsies vēl pēc desmit gadiem, jo mēs zinām, ka pēc desmit gadiem digitalizācija būs gājusi vēl tālāk, pieaugs bezdarbnieku skaits un mums ir nepieciešams e, pieņemt kāds atbildes pasākums, lai atbalstītu šīs personas. Šeit, protams, varētu iejaukties un rīkoties ne tikai publiskais, bet arī privātais sektors. Ir jāizteno pasākuma. Protams, vēlos arī pateikt paldies visiem kolēģiem, kas ir atbalstījuši šo atzinumu. Šis atzinums tiks turpināts arī nākotnē, jo eh, man svarīgi tomēr ir cilvēku problēma risinājumi. Paldies! Tagad grozījumi. Četri. Pavisam ir grozījumi. Pirmais grozījums ir saistīts ar trešo grozījumu. Es gribētu zināt, vai ziņotājs eh, atbalsta šo Vai gribat atsevišķi balsot par pirmo un trešo grozījumu, vai varam kopā? Bien, pues. Labi. Tad skatīsim katru grozījumu atsevišķi. Pirmais grozījums, teksta svītrojums, un tas ir noraidīts. Ziņu tas grib paskaidrot. Kurš ir pār šo grozījumu? Jā. Drava, Dravalova. Dravalovs kundze. Vienu minūtu. Uh, eh, o jaký pozměňovací návrh teďko? Jā, es atvainojos, par kuru grozījumu mēs šobrīd īsti runājam. Ja runa ir par pirmās grupas grozījumu, tad mums ir nepieciešams to skaidrot, ja ziņotājs to noraida. creo que primero. Šķiet, ka vispirms ir jāprezentē grozījums, tādēļ vārds jums vien minūte. Eh, ano, už jsem to řekla ve svém eh, prvním vstupu. Labi, tad kā jau es iepriekš norādīju, es vienkārši nevaru piekrist, ka mēs vēlamies samazināt eh, nedēļā strādājamo stundu skaitu. Šobrīd Eiropā uh, tiek maksāta vienāda alga par vienādu darbu, vienā eh, līdzīgā vietā. Ehm, vai tagad mēs arī strādāsim vienādas stundas? Nu, mums jau bija pieredze ehm, sociālistiskajā Čehoslovākijā ar šo, nu, tas nenesa labus augļus. Mēs vienkārši vēlamies palīdzēt cilvēkiem iekļauties darba tirgu un viss. Ziņotāji vien minūte atbildēja. Eh, eh, portanto, quer dizer, a resposta, a resposta Jā, nu, atbilde jau uz to īstenībā ir sniegta. Viena iespēja šiem cilvēkiem būtu samazināt, strādāt samazināt stundu skaitu. Tas jau ir ticis īstenots arī iepriekš. var likt uzsvaru, piemēram, uz eh, lielāku produktivitāti vai eh, labāku labklājības sadalījumu starp visiem. Tātad, ja mēs akceptēsim, eh, samazināsim stundu skaitu, tad varēsim aptvert vairāk cilvēkus, dodot viņiem darbu. secção e, e, e, foram, e foram rejeitadas, não é? De maneira que. Uh, Jā, nu šajos grozījumus jau īstenībā um, mēs jau iepriekš noraidījām. Bien, vamos a pasar. Labi, tad balsosim par grozījumu. Sākam balsot.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 42 pār pret 63 atturas 5 grozījums noraidīts. Vamos a pasar. Un tagad otrais grozījums - teksta grozīšana. Arī ziņotājs to noraida. Varbūt kāds varētu lūdzu prezentēt grozījumu. Vārds jums uz vienu minūti. Eh, Drabālovas kundze lūdzu vienu minūtu. Mhm. E, ano, to byla... To, to... Jā, paldies. Es īsti nesaprotu, kāpēc ziņotājs nevēlas pieņemt šo grozījumu. Ja mēs vēlamies palīdzēt cilvēkiem integrēties darba tirgū, mums ir jāstrādā ar viņiem, jāskatās, kādas ir viņu ambīcijas, kāda ir ierobežojumi bet vienlaicīgi jāskatās, kāds ir pieprasījums darba tirgu un jāpielāgo šo cilvēku kompetences un prasmes. Mēs nevaram vienkārši ignorēt esošo situāciju darba tirgu un to, kas ir vajadzīgs uzņēmumiem. Bien, ahora el ponente tiene un minuto. Tagad ziņotājiem vienu minūti. Uh eu, eu, não aceito, eu não aceito esta alteração. Porque... Jā, kā jau minēts, es šo ziņojumu noraid, šo grozījumu noraidīju, jo tad mainītos e, teksta saskaņotība un e, virziens. Bien, pues sin más vamos a... Labi, tagad balsosim par grozījumu, sākam balsot. Se cierra el voto. Beidzam balsot. A favor 30. 38 pār 66 pret 6 atturas noraidīts. Un tagad ceturtais grozījums. Arī teksta grozījums. Ziņotājs pieņem šo grozījumu vai nav iebildumu? Trvalovskundze. Návrh eh, pana zpravodaje. Šis ir ziņotāja grozījums, un es nebiju īsti gatavs to rēģēt. Mēs nevaram īsti piekrist šim grozījumam, jo dalību valstis tie, tiek aicināts noteikt kvotas e, cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanai. Šobrīd mums ir 28 dalību valsts, un katrai ir sava nacionālā sistēma. Protams, ka šīs nacionālās sistēmas nav vienādas, tās atšķiras. Man ir piemērs jums no Čehijas. Tad, kad mēs e, iedomājāmies par kvotām, cilvēki ar invaliditāti organizācijas iebild pret tām. E Ziņotājiem vienu minūti. Ok, obrigado. E... Paldies. Eiropas uh, Savienībā ir dažādas dalību valstis, kurām ir atbilstoša likumdošana, lai uzņēmumos un arī publiskajā pārvaldē integrētu vairāk cilvēku ar invaliditāti. Portugāles gadījumā kopš šī gada janvāra stājusies spēkā ir kvota. Ir citas dalību valstis, kuras nav noteikušas eh, kādu kvantitīvo vērtību, jeb kvotu, lai eh, nodarbinātu cilvēkus ar invaliditāti. Šo priekšlikumu es izteicu visai Eiropas Savienībai, konkrēti dalību valstīm, lai tās domātu par to un noteiktu vismaz minimālu kvotu attiecībā uz konkrētu nodarbināto skaitu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 62 pār 41 pret 7 atturas. Grozījums pieņemts. Un tagad pēdējais grozījums. Teksta svītrojums. Nē. Šis ir tāds pats grozījums, par kuru jau mēs balsojām. Te nav jābalso otro reizi. Tas ir tieši tāds pats teksts. Automātiski šis ir tiek pieņemts. Drālaus kundze. Eh, už eh, není to první stanovisko. Nē, nē, nē. Šis eh, nav tas pats. Kaut arī teksts ir parādījies dažādās te, pamateksta vietās, es varu paskaidrot savus pretargumentus. Uh, Ziņotājs aizmirsa pateikt, ka tas ir ieviests Portugālē, nevis visā Eiropā. Otrakārt, SOKS nodaļā daudzi izteicās pret to. Pat pats ziņotājs teica, ka viņš nesaprot, kāpēc ir tik daudz iebildumu. Šis viennozīmīgi nav visas komitejas viedoklis, kas šeit atspoguļojas. Tāpēc es iesniedzu grozījumu. Te mēs eh, neliedzām kolēģiem būt pret. Te ir runa par to, ka jau 15 gadus spēkā ir noteikumi, kad esam izteikušies par vienu grozījumu tekstā. Un tas pats grozījums ir lasāms rekomendācijās, tad nav nepieciešams otrais balsot. Es ne, neapšaubu jūs tiesības balsot pret, es iestājos te par procedūru, par to es te runāju. eh, que fue, tienes que considerarlo caduco. Yo creo que efectivamente. Es domāju, ka, ja Ravalovs kundze bija tiesības izteikties, taču šis grozījums atkrīt. Un esam jau nobalsojuši par eh, šo grozījumu. Nu, tagad balsosim par atzinumu. Rālaus kundze reglaments, lūdzu. Un tad arī noslēgsim. Uh, ano, uh, jā, nechci tady podkop. Jā, paldies es nevēlos uh, iejaukties jūsu procesos, bet jūs paši nepieturējaties pie, pie šiem procesiem. Mums ir bijuši atzinumi arī iepriekš, piemēram, iepriekšējā plenāra sesijā, kad balsojām par vienu un to pašu grozījumu, jo tas parādījās gan pamatekstā, gan pēc tam secinājumos. Tādā acīm redzot, uh, pagājušais tas bija pieņemam, un šoreiz tas vairs nav vērti, un tad tāpēc nebalsosim, bet paturēsim prātā, ka grozījumiem Grozījumi ir jāparādās atzinumā, tā kā nedomāju, ka tur ir kādas problēmas par to nobalsot. Bien, como ya dije anteriormente. Jā, kā jau teicu iepriekš, balsosim par atzinumu. Sākam balsot. El dictamen.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 Tātad es gribēju teikt Dravlaus kundzei un arī pārējiem, kā esam rīkojušies atbilstīgi 155. pantam 4. punktam jaunajā reglamentā, kur viss ir ļoti skaidri atrunāts. Lūk, citādi nevarēja rīkoties, bet es gribēju jums to paskaidrot. Par to, kāpēc pieņem šāds lēmums, liels paldies! E Un, protams, apsveicu ziņotāju par ziņojumu. Paldies! Muy bien, vamos a pasar. Labi. Un tagad Reks uh, 506 izglītība un arodu mācība Eiropas un Vidusjūras reģionā informatīvas ziņojums. Ziņotāja Čīnsija Delrijo lūdzu aicinu pievienoties. Uh, mums šeit tribīnē paskaidrojiet savu ziņojumu. Muchas gracias, eh, Cincija. Y... Paldies, Cincija. Trīs minūtes ir jūsu rīcībā, lūdzu. Trīs minūtēs knapi varu ielpot. Tātad informatīvs ziņojums. Gribu teikt, ka tas ir kopīga darba rezultāts, ko kopā veicām ne tikai izpētes grupā, bet arī Euromed komitejā. Mēs strādājam pie šī ziņojuma projekta un tad arī to piedāvājam Euromed samitā. Šai, atzin, šai ziņojumā ir arī dažādi apsvērumi un komentāri, kas tieši izdevumi Um, izrietēja no Euromeda samita. Nē, šis nav tāds izsmeļošs uh, analīzes uh, dokuments par izglītību un arodu uh, apmācību Eiropas un Vidusjūras reģionā, jo ir citi pētniecības centri, Turīnas centrs, piemēram, uh, kuriem arī vēl ir iespēja veikt eh, detalizētas eh, analīzes par šo situāciju. Esam identificējuši kritiskos kopīgos punktus, nākam klajā ar priekšlikumiem, balstoties uz to, ka ir nepieciešams veikt koordināciju ar citiem spēlētājiem. Reģionā ir starptautiskās organizācijas, gan arī šīs donāru valstis, kas ļoti aktīvi tur darbojas, lai izstrādātu uh, Um, katras valsts nacionālo programmu, lai nebūtu tikai tāda nekoordinēta rīcība, kā tas ir šodien, kur arī resursi tiek izšķērdēti. Un Eiropa te varētu arī apvienot visas šīs iniciatīvas, uh, spēlēt koordinātoru lomu, lai arī, ņemot, uh, lai arī ņemtu vērā uh, šī reģiona svarīguma. Ziņojums ir izstrādāts trīs daļās Pirmā daļa mēs izsakām kritiku par uh, uh pamatā augstākās izglītības sistēma, tālāk mēs runājam par tehnisko rodu apmācību, un tad mēs runājam arī par pāreju no tehniskās apmācības uz praksi, kur arī runājām par uh, darba pieredzi, par iespēju strādāt reģionā un uzņēmumos. Problēma, ko mēs te identificējām, bet nu skaidrs tas ir arī visiem, protams, ekonomiskā krīze, politiskā nestabilitāte nav izstrādājuši tādu vīdus un ilgtermiņa investīciju politiku, drīzāk tas ir ierobežots laikā un tiek risinātas tikai akūtās problēmas. Esam arī kritizējuši uh, to, cik grūti ir iegūt arī pamat izglītību bērniem. Arī tad mēs runājam par to, ka valstis nav bijušas atbildīgas, nav izveidojušas kvalitatīvas, efektīvas sistēmas, arī arodu apmācība nav pietiekami pievilcīga, jo programmas ir novecojušas. Uh, Arī pašas skolas nav uh, modernizētas. Mums ir bijusi pozitīva savukārt pieredze runājot par praktisko apmācību, ko īsteno Eiropas uzņēmumi, bet, protams, ka šeit būtu nepieciešams arī izveidot mm, Eh, praktikantu apmācības sistēmu uzņēmumos, eh, izstrādājot arī transnacionālās mācību programmas, lai šīs personas arī darba jomā varētu būt mobīlas. Tas arī viss, jo vairāk laika man nav. Paldies! Muchas gracias! Paldies! Tagad debates! Un te ir Dāvra eh, Rauskins kundze minūte. Lielas paldies! Man pus nebūs vajadzīgi pat minūte. Vienkārši gribēju tikai teikt paldies ziņotājiem. Ļoti bagāts ziņojums, liederīgs. Un ir ārkārtīgi svarīgi, ka lūk arī vidusjūras reģionā cilvēki paskatās uz to, kāda ir situācija šās jomās. Un svarīgāk ir izvēlēties arī pareizo pieeju, jo ir augamies uz vienu šo nu, izaicinājumu pusi, jo problēmu jautājumu pusi, tad tas ir viens. bet politiskā līmenī jādomā par metodi. Jo te nerunājam par īstenošanas līmeni, par pilsonisko sabiedrību. Šobrīd ne, nenotiek sarunas ar jauniešiem. Tātad šeit ļoti labi iespēja izv metodu izvēlēta, un citiem reģioniem vajadzētu šai, šai pieeja tikai es sakot, tātad pievērsties vienam jautājumam un tad to izvērst dziļāk. Paldies! Tālāk došu vārdu eh, Filipam Letonam. Paldies! Paldies ziņotājai par eh, paveikto darbu. Man arī bija gods piedalīties izpētes grupā, arī Euromed samitu um, organizējām, piedalījāmies tur Turīnā, un tas ir tiešām pāraugs valstīm īpaši uh, um, arī Ziemeļāfrikas valstīm un arī tuvu austrumu valstīm, kuras varēja noskaidrot, kā mēs izstrādājam šīs politikas, strādājām arī augustā kopā ar ziņotāju. Tiešām liels paldies viņai par šo darbu. Pateicos. Un tagad Pāviča Rogošiča skundze. Hvala lijepo. Uh, jā. Liels paldies! Es arī gribēju uzslavēt ziņotāju. Ļoti labs atzinums. Un tas, kā tas sagatavots, patiešām ir lieliski. Te pausts mm, atbalsts arī Turīnas samitam. Un redzam, ka šī tēma izglītība, izglītība un aroda apmācība patiešām ir tāds labi izvēlēts skatu punkts. Īpaši šim reģionam, jo tie tieši vidusjūras dienvidu pusē bezdarbs ir ārkārtīgi augstā līmenī, it īpaši jauniešiem. Mēs zinām, piemēram, ka Eģiptē vairāk par miljonu jaunu cilvēku nonāk darba tirgu, bet nespēja atrast darbu. No vienas puses viņi ir ļoti kvalificēti ar izglītību, Un darbu tik un tā nespēja atrast. Nu, tāpat laikā ir arī milzīga vajadzība pēc aroda apmācītiem cilvēkiem. Un tāpēc vajadzīga laba izglītība, tīpaši laba aroda apmācība. Diemžēl gan šobrīd šāda veida apmācības sistēmas nav pietiekami labi izstrādātas. šobrīd ir visai vecmodīgas. Bet atzinums lielisks. Paldies! Aicinu visus to atbalstīt. Nākamā runātāja ir Ģelčs kundze uz vienu minūti. Hvala! Liels paldies! Pavisam īsi. Neesmu soka sadaļas dalībniece, bet jāsaka, var tikai un vienīgi uzteikt šo atzinumu ārkārtīgi nozīmīga tēma un domāju, ka mums vajadzētu tajā iedziļināties vēl vairāk, jo pastāv zinām problēmu, kā šāda veida profesijas padarīt populārākas, eh, it īpaši jaunu sieviešu vidū, bet vienlaikus vajadzētu informēt arī vecākus par to, ka svarīgi bērniem piedāvāt tādu apmācību, kas būs liederīga, tā lai viņi var pēc tam atrast darbu. Tāpat svarīgi uzsvērt, to, cik daudz darba vietu, piemēram, tādā reālajā darba sektorā uzņēmumos. Ir svarīgi izstrādāt arī skolās attiecīgas eh, mācību programmas, kas atbilstu vajadzībām pēc jaunām profesijām, kas rodas, un šāds pieprasījums ir tirgu, jo bez atbilstīgām izglītības programmām nevarēsim nodrošināt kvalificētu darba spēku. Šī iemesla pēc var tikai un vienīgi uzteikt šo lielisko atzinumu un ceru, ka saņemsiet arī atbalstu no pārējiem. Paldies, jums tagad divas minūtes atbildēt. Paldies! Es gribētu pateikties visiem. Arī Veliks kundzei, jo tiešām mēs pie, bijām viens prāts arī par šīm dažādajām pieejām, Euromed samitiem. Mums vajadzēja uh, identificēt vienu jautājumu, kā to minēja arī Tatjana, un tad arī par to informēt arī dienvīdu reģionu kolēģis, lai būtu viedokļa apmaiņa, lai tiešām uh, visi varētu piekrīst uh, tekstam, kas ir dokumentā. Gribēju īpaši izcelt šo svarīgo aspektu. Šīs dokuments. Mm, protams, ir vēl tādā darba procesā, jo nākamajā Euromēda samitā arī par šo jautājumu tiks runāts, lai tad redzētu, kādi soļi jau ir spērti. Un tad vēršos pie visiem, kuri arī grib iepazīties ar mūsu priekšlikumiem, ko izsakām valdībām, starptautiskām organizācijām, valsts. Uh, Pasaules banka un Starptautiskās darba organizācija un tam līdzīgi. Tas ir ļoti svarīgi, lai netiktu izšķērēti resursi un visbeidzot jaunieši. Protams, ka ir ļoti daudz jaunieši, kuri arī jo, neiegūst nepieciešamo izglītību, arī bērnu uh, problēma izglītības jomā ir aktuāla un iespējams, ka dažās valstīs nav obligāta izglītība. Tas būtu jāpadara par obligātu, varbūt tas būtu risinājums. Un te arī Eiropas institūcijas noteikti varētu šajā virzienā strādāt. Vēlreiz liels paldies uh, visiem un arī paldies ekspertei, kas strādāja ar mani arī vasarā. Paldies! Čincijā!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 tampoco se pasa nada por 10 segundos y luego hay dos, tres. Muy bien, cerramos. Labi, beidzam balsot. Vienprātībā 77 nobalsojuši pāri apsveicu ziņotāju. Bien, y para los valientes. Nu, ko drosmīgie, kas vēl ir palikuši? Pēdējais atzinums - Eko 484 - kohēzijas politikas nākotne. Un o, laiks pēc 2020. gada Rumānijas prezidentu ir lūgušo atzinumu Stefano Malieru ziņotājs, līdziņotājs Jānis Vērda Kastanis, lūdzu. dos, dos minūtos. Un tagad lūdzu divas minūtes ziņotājam, un pēc tam divas minūtes līdz ziņotājam. Lūdzu, sāksim ar Malijas kungu. Um, uh, I will have, I will do my intervention in Maltese. Okay. ħaġa grazzi tal-li għedinaw. Pirmam kartam. Jasar daqsekħin Paldies visiem, kas ir vēl šeit šai vēlajā vakar stundā. Tiešām augstu vērtēju jūs klātbūtni. Šis ziņojums, kā jau priekšādātāja labi paskaidroja, tika pieņemts eh, Rumānijas prezidentūras pieprasījuma dēļ, kad sākām to gatavot. Saņēmam arī virkni citu atzinumu pieprasījumu par kohēzijas politiku Un līdz ar to tas veido vienu kopēju daļu. Mēs esam pirmā struktūra, kas sniedz atzinumu par kohēzijas politiku šai gadījumā. Un mēs nolēmām kopā ar kolēģi darbu pamatot uz to, kas jau ticis mm, darīts un sarakstīts, bet tāpat laikā dot arī tādus jaunus signālus nākotnē. Jaunas signāls nākotnē pēc 2020. gada uzņēmāmies vairākas iniciatīvas šai kontekstā. Mūs, piemēram, uzaicināja Grieķijas eh, varas iestādes eh, nu, novērot virkni projektu, kas saņem finansējumu no kohēzijas līdzekļu, fonda līdzekļiem. Tāpat arī noturējām publiskas debats ar daudzām interesētajām pusēm. Uh, un struktūrām, un tas viss palīdzēja mums šo atzinumu izveidot atbilstīgi. Nu, es tagad detaļās varbūt vairs tālāk neiedziļināšos, bet vēlējos tāpat laikā tomēr nosūtīt virkne tādu vēstījumu. Ir pilnīgi nepieņemam par 10% kohēzijas fondu budžetu samazināt, tā kā tas ir ticis šobrīd ierosināts. Mēs sakām, ka kohēzijas politika būtu jāpārskata, jā, jāpārveido. Jā, tā, lai tā spētu atbilst arī nākotnes eh, prasībām, lai tā varētu skat, stāties pretim tiem izaicinājumiem, ko rada visas šīs klimata pārmaiņas, jaunās tehnoloģijas un tā tālāk. Nu, noslēgumā vēlos vien vēl teikt, ka mēs nu dienu nevaram aizmirst tāpat laikā arī nu, tos parastos, tradicionālos problēmu jautājumus, tādus kā nabadzība, un nepieciešamību pēc apmācības darba ņēmējiem. Nu, un tagad došu vārdu savam kolēģim Jānisam. Thank you, Stefan. I will follow. Paldies. Līdzīgi kā Stefanos, arī dzene runāšu grieķu valodā. Για αυτήν την επιτροπή θέλω 20 δευτερόλεπτα να χρησιμοποιήσω. Jā, mm, runāšu pavisam īsi. Negribu lieki kavēt laiku. Šodien runāja Kristofs Paters jau un runāja par mm, vēlēšanu tiesībām eh, invalīdiem. Un tad, kad viņš bija šeit, mm, nu, tad mums. Um, nu, šajā gadījumā arī vajadzēja būt klāt attiecīgi Tirmermans kungam, kam vajadzēja šo, šai ziņojuma mm, izklāstā klausīties. Katrā ziņā darbu mēs veicām kopā ar līdziņotāju. Mm, oktobrī tika nolemts to darīt, saņēmām to šo pieprasījumu no komisijas un piekrītam, ko teica Stefanos nu pat. Vēl tādas trīs papildu vēstas. Pirmām kārtām Tiesības kā tādas, tas ir tāda abstra, tas tāds abstrakts jēdziens, ko cilvēki nevar nemaz tik vienkārši izmantot, un kohēzijas politika ir tas instruments, ka šīs tiesības ļauj pārvērst realitātē, novērst nevienlīdzību, kas pastāv starp reģioniem un pilsoņiem. Un tāpēc šīs tiesības patiešām ir jāspēj īstenot. Otram kārtām kohēzijas politikajai iet roku rokā ar 2030. gada ilgspējīgas attīstības darba kārtību ANO ietvaros. Uh, Mums ir pienākums, ka Eiropas Savienībai turpmākajos desmit gados šo darbu kārtību īstenot, un kohēzijas politika šai gadījumā ir ļoti labs instruments. Un trešā vēsts - partnera attiecības jāuzlabo un jāiesaista darbā arī sociālie partneri. Un tas jādara ne tikai plānošanas procesā, bet arī īstenošanas procesā gan dalību valstu, gan ES līmenī. Vēlreiz liels paldies! maniem kolēģiem Grieķijā par viesmīlību, ko viņi mums izrādīja. Paldies arī sekretariātam un paldies, protams, mūsu komis, komitejas dalībniekiem. Tiešām ļoti labs kopdarbs mums izdevās. Paldies, paldies! Debatis! Itāles kundze vārds viena minūte. Gracias. Grazie, prezidente. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Man bija tas gods vadīt šo izpētes grupu un tiešām varu arī apliecināt, ka uh, ziņotājs un līdziņotāji tiešām uh, ļoti smagi strādāja, lai izstrādātu šo atzinumu par kohezijas politikas nākotni. Kā jau tas tika arī, kā tas arī pareizi ir sacīts, tad kohēzijas politikā ir jāatbilst nākotnes izaicinājumiem, ir jāstiprina saikni ar uh, teritorijām, ir jāuzlabo, protams, arī komunikācijas darbs, kā arī jāveicina līdzdalība dažādos, dažādās partnerībās. Tas nozīmē, ka ir jāpalielina arī Eiropas Savienības pašu resursi. Tas ir absolūti nepieciešams. Uh, Ja mēs gribam uh, tiešām uh, nodrošināt uh, arī labāku dzīvi līdzpilsoņiem ar kohēzijas politiku. Tas ir ļoti pareizi arī pateikts atzinumā. Atzinums ir, manuprāt, diezgan informatīvs un izsmeļošs par spīti tēmas plašumam. Aicinu kolēģus atbalstīt atzinumu. Liels paldies vēlreiz Stefano un Jānis. Paldies! Sākenkungs. Děkuji, paní předsedkyně. Um... Ehm, Lielas paldies! Ļoti labi sazinos, bet tik skumji, ka spriežam par to tik vēlu vakarā, bet nu jā, nu tā jau gadās. Gribu teikt paldies abiem ziņotājiem, paldies arī darba grupai par lielisku paveikto darbu. Es parasti plenāru sesijā nemēdzu uzstāties, bet vienkārši gribēju teikt milzu paldies par šo atzinumu jo mm, domāju, ka Eiropas komisijai vajadzētu vismaz daļai ieklausīties mūsu padomos, tad, kad runājam par partnerību un kohēziju politiku, kohēzijas politiku. Nu, tas viņiem nāk tikai un vienīgi par labu, un tad varbūt viņi varētu aizpildīt šo plaisu, kas pastāv starp iestādēm un pilsoņiem. Tad taču runājam par partnerību, par piedalīšanos, par sabiedrības darbu, šādas politikas plānošanā, un eh, tāpēc, ka viņi mūsos neizklausās tieši tāpēc šiem antieiropiskiem spēkiem ir tik daudz uh, eh, trumpi rokā. Paldies, saka priekšādātāji, nākamais runātājs. Priekšādātāji, paldies. Saka vēl Levens kungs. Domāju, ka labs, ļoti labs atzinums. Paldies abiem ziņotājiem par to divas lietas, ko vēlējos uzsvērt. Pirmām kārtām Domāju, ka ir svarīgi pieminēt šeit arī komunikāciju, paraugu prakses komunicēšanu citiem. Ir ārkārtīgi svarīgi pārliecināties, ka notiek atbilstīga apmaiņa ar paraugu praksi, lai mēs varētu viens no otra mācīties. Un otra lieta, kas, manuprāt, ir svarīga, ir piekļuve maziem un ļoti maziem uzņēmumiem šādiem līdzekļiem. Jāpārliecinās, ka tas viss kopumā veicina reģiona ekonomikas attīstību, jo tieši mazie uzņēmumi ir tie, kas dod ļoti daudz ieguldījumu. Tālāk viena minūte ziņu vienam ziņotājam un viens, eh, viena minūte otram līdziņotājam. Liels paldies! Liels paldies par šiem atbalstošajiem komentāriem, tos vērtē ļoti augstu. Uh, Un jā, jūs minējāt tieši tos punktus, ko es nepaspēju pieminēt. Jā, komunikācija, MVU, piekļuva līdzakļiem, tas viss ir ļoti svarīgi, tas jā, iekļaujums secinājums. Un mēs kā komiteja pilnīgi noteikti sekosim līdzi šai jomai, turpināsim šeit strādāt, lai pārliecinātos, ka varam radīt spēcīgu kohēzijas politiku Eiropas Savienībai. Un vēlreiz tiešām paldies manam līdziņotājam Joanes. Uh, ļoti labi ar viņu sastrādājāmies un arī citiem kolēģiem paldies, citiem darba grupas locekļiem, kas šodien ir šeit. Domāju, ka vienlaikus um, šo labo darbu veicām, veicot pavadījām arī lielisku laiku, cik lieliski. Paldies vēlreiz. Um, I, I like to... Arī es vēlos teikt paldies ziņotājiem un priekšsēdētājai un darba grupai un gribēju jums atgādināt, ka šis atzinums bija trīs salinieku rokās - Stefano no Maltas, Ester no Sicīlijas un Eds no Zakintas. Nu, domāju, ka mēs uzvedāmies labi. Var jums pateikt, lūko? Es Francam Timermanam teicu, ka spēcīga kohēzijas politika ar reālu iesaistīšanos no pilsoniskās sabiedrības organizāciju puses varētu kļūt par tiešām tādu kā, kā tādu kā tādu sarkano kartīti visiem šiem populistiem un eiroskeptiķiem. Nu, sāksim balsot. Cerramos la votación. Beidzam balsot. 71 eh, votos a favor. Un... 71 pār 1 atturas. 72, 72. Jo vārdi Kāsteņa kungs arī balsoja. Paldies! Un tad, lai um, liels paldies un veiksmi arī ziņotājiem līdziņotājiem, pateicos visiem kolēģiem, kas uh, šeit palika līdz pašām beigām. Paldies arī tulkiem un Rītdien plenārsēdē atsākam deviņos, lai visiem jauks vakars!